Buongiorno a tutti. Labrīt, labrīt visiem. Atsākam parlamenta plenārsēdi. Atbildīgās Portugāles iestādes ir eh, iesniegušas pieprasījumu atcelt parlamenta imunitāti José Manelam Fernandes krimināla izmeklēšanas eh, lietā, ko ir sākusi Krimināla izmeklēšanas nodeļa Porto pilsētā. Atbilstoši eh, reglamentam šis pieprasījums tieks no, uh, iesniegts uh, juridiskajai komitejai, kas ir atbildīga par šiem jautājumiem. Un tagad kopīgās debates dzimumu līdzsvars. Uh, Jautājums, uz ko jāatbild mutiski, sieviešu pārstāvība valdēs. Došu vārdu šī jautājuma vienai no sastādītājām, Garsijas Peres kundzei, divas minūtes lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Tas, ka sievietes nav pietiekami pārstāvētas dažādās dzīves jomās, sabiedriskā, ekonomiskā un politiskā jomā, tas ir zināms un zināms sabiedrības eh, nevienlīdzības izpausmas eh, attainojums. Mums ir eh, jāturpina strādāt. 2013. gadā parlaments formulēja savu nostāju par sievietēm uzņēmumu valdēs. Mēs piedāvājām ieviest sieviešu kvotu uzņēmumos, lai arī ekonomiskajā jomā būtu dzimumu labāka pārstāvniecība. Pagājuši pieci gadi, un prezidentūra pēc prezidentūras nav turpinājusi darbu. Nacionālās prezidentūras nevarēja vienoties par šī jautājuma attīstību un par to, ka sievietēm jābūt pārstāvētām dažādās dzīves jomās. Spānijā bija nepieciešama pat valdības nomaiņa, lai sāktos eh, izmaiņas. Varbūt, ka mēs varētu ar, tagad arī šeit kaut ko sasniegt. Gribu teikt paldies Jurovas kundzei, jo viņa mēģina tagad uh, radīt. Uh, apstākļus, lai uh, parlaments padome uh, un uh, visi kopā varētu pieņemt uh, dokumentu vērstu uz sieviešu plašāku pārstāvniecību Nevar būt tā, ka sieviešu tiesības samazinās to apjomā. Mums ir nepieciešama ļoti skaidra nostāja arī no parlamenta puses, un mēs lūdzam Rumānijas prezidentūru censties strādāt aktīvi arī šajā virzienā. Aicinam jūs sekot Spānijas valdības spērtajiem soļiem. Sievietes tām jābūt plašāk pārstāvētām uzņēmumu valdēs. Un vēl Hautels kundze, nākamā runātāja. Priekšstādā kungs, es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi tagad secināt, ka nu nav nekāda iemesla nepieņemt šo 2012. gada direktīvu. Tā noteiktu par pienākumu un uzlabotu biržā kotētu uzņēmumu direktoru um, dzimumu līdzsvaru, strādājot tā un panākt to, lai uzņēmuma valdēs vismaz 40% locekļi bez ilgspilnu vienvarām ir nemazāk pārstāvētā dzimuma. Un jautājums, kā viņi to varētu darīt? Mums ir Eiropas kompānijas, kas strādā ne tikai Eiropā, bet arī plašāk. Un līdz ar to tas tiešām ir jautājums, kas būtu Eiropas Savienības kompetence. Un otrkārt, mēs zinām, ka daudzveidība visās izpausmēs un dzimuma līdzpo, līdztiesība paplašina kompāniju izpratni par to, kas notiek pasaulē un ļauj tām piemērot to biznesu stratēģijas. Un treškārt, nu nav nekāda iemesla teikt, ka nav kompetentu sieviešu. Tas ir, eh, tā ir aizbilde eh, kultūrai, kumā eh, dominē vīrieši, jā, sievietes vienkārši nav redzamas tādēļ, ka viņas varbūt ka vienkārši nepiekrīt un šai vīriešu dominētai uh, uzņēmuma rīcības uh, formai un vajadzētu uh, strādāt, lai tas mainītos. Ir bijis pietiekami daudz laika dalību valstīm virzīties uz priekšu, uh, veicinot dzimuma līdztiesību un sieviešu pārstāvniecību paaugstināt uzņēmumu valdīs. Bet 2017. un 2018. gadā aizvien vēl bija situācija, ka sievietes valdēs bija tikai 26,3% uzņēmumos lielajos uzņēmumos ES un uh, 7,4 uh, 5% līdz 34% atšķirība dažādos uzņēmumos un Eiropas Savienībā ir vērota. Līdz ar to tas norāda uz to, ka mums jāvirzās kopā lai rastu tādu vienotu risinājumu. Paldies Spānijas valdībai, ka viņi pievērsās šī jautājuma risināšanai vēlreiz, un varbūt kā ar Rumānijas prezidentūru mums izdotos noslēgt šo jautājumu arī vēl pirms Eiropas vēlēšanām, lai mēs varētu teikt, ka Eiropas Savienība veicina modernu uzņēmumu kultūru, vienādi pārstāvot vīriešu un sieviešu intereses. Nav iemesli teikt, ka nav kompetentu sieviešu. Paldies! Paldies! Un uh, tagad uh, prezidentūras vārdā Čotas kundze augstagodātie parlamenta deputāti, komisāri Jurevis kundze, esmu ļoti gandarīta, ka varu pievienoties šodien šajās ļoti nozīmīgajās diskusijās. Es gribētu sākt un teikt, ka dzimumu līdzsvars uh, ir uh, sociālas Eiropas izpratnes uh, pamatā prezidentūras darbā. Uh, priekšlikums par dzimumu līdzsvaru ir daudzās deklarācijās un likumdošanas aktos pie, iz, no, pieminēts. Šie dokumenti ir izstrādāti gadu laikā un arī kopā ar parlamentu šis darbs ir veikts. Padome, komisija un parlaments šāds izpratnes dokumentu sāk izstrādāt 2017. gadā. Priekšlikums direktīvai par dzimumu līdzsvaru tam jābūt ir īsam un visās sabiedrības darbības daļās noankurotam. Tas skar uzņēmumus, karjeras attīstību, sociālās tiesības. Sievietēm un vīriešiem ir tiesības saņemt vienādu algu par vienādi paveiktu darbu. Un atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai šis jautājums ir jārisina, neskatoties uz ļoti plašu progresu, kas ir pēdējos 50 gados sasniegts. Uh, dzimumu līdzsvara uh, sasniegšana aizvien vēl nav uh, izdevusies. Viens piemērs - aizvien vēl ir liela atšķirība uh, algās. Vidējā algu atšķirība ir 16,2% uh, saskaņā ar Eirostar uh, aptauju, un uh, sieviešu algu pieaugums ir uh, lēnāks nekā uh, vīriešu uh, atbilstošais. Tā nav vienlīdzība un arī padomas secinājumos ir runāts par um, algas atšķirībām. Dokuments, kas to mainītu, mēs ceram pieņemt jūnija beigās uh, padomas sēdēs. Mums jātīsta sociālais uh, pīlārs un strādājot uh, kopā, uh, mēs vēlamies uh, starp komisiju un dalībvalstīm sasniegt vienoto viedokli. Godātie uh, deputāti, šodien jūs aicinat mūs specifiskāk strādāt pie komisijas priekšlikuma direktīvai par dzimumu līdzsvaru uzņēmumu direktoru bez izpilvarām vidū. Man žēl, bet jāsaka, ka aizvien vēl bloķējoša mazākuma pārstāvniecība padomē. Nesenajā sēdē par šiem dokumentiem notika Maltas prezidentūras laikā 2017. gadā. Un priekšlikumu formāli e, nevir, par šo priekšlikumu padomu vairāk nav diskutējusi kopš šī brīža. Nostājas ir. Um, tādā tā kā nobloķētā stāvoklī. Mums ir jāstrādā, lai panāktu līdzsvaru direktīvai par sieviešu pārstāvniecību valdīs, valdēs. Šajā uh, izpratnē Rumānijas prezidentūra uh, mēģinās uh, attīstīt diskusijas uh, padoms uh, līmenī, lai redzētu, kā virzīties uz priekšu. Un es arī gribētos, lai direktīva par uh, privātās un darba dzīves apvienošana vecākiem un personām, kas rūpējas par bērniem, ir virzījusies uz priekšu, un esmu gandarīti teikt, ka tāds sākotnējais vienošanās teksts pēc trialoga 24. janvārī tika daļai sasniegts, un tas ir iespējams arī pateicoties uh, tam, ka Bulgārijas un Austrijas prezidentūras bija tik aktīvi un veiksmīgi strādājušas. Darba un ģimenes zīmes politikas apvienošana ir daļa no sociālās politikas, un mums jādara ir viss, lai palīdzētu mūsu a, pilsoņiem privāto un darba dzīvi uh, savienojot. Tas atbilst arī demogrāfiskās uh, situācijas attīstības mērķiem un darba tirgus uh, attīstības izmaiņām. No vienas puses Eiropā ir ļoti labi izglītotas sievietes, un tām jāļauj iespēju pilnībā izmantot darba tirkus iespējas. Tas arī ekonomiski ir ļoti skaidri un nākt visiem par labu. Ir jābūt vienādām tiesībām. Tajā pašā laikā ir jānodrošina tas, ka ģimenēm ir bērni un nav jāpieņem lēmums būt par vecākiem vai e, strādāt. Ļoti bieži sievietes saskaras ar to, ka viņām jāpieņem šis lēmums. Situācija mainīsies tikai tad, kad strādājošie ar ģimenēm viņiem būs tādas pašas e, tiesības atvaļinājumiem, e, un šīs tiesības tiks pieņemts plašākā aptvērumā attiecinot tās uz sievietēm un vīriešiem. Jārunā arī par nacionālajām sistēmām. Eiropā situācija ir tāda, ka nu nebūs tāda eh, risinājuma, ka viens eh, būs attiecināts pilnīgi uz visiem. Nodarbinātības un ekonomiskajā politikā ekonomiskā realitāte un sociālā palīdzība ir ļoti atšķirība starp dalību valstīm. Mums jārespektē subsidiaritātes princips, un tas ir bijis viens no apsvērumiem, par kuriem uh, jārunā sarunās, tad, kad um, runājam par. Um, privātās dzīves un darba dzīves savienošanas direktīva. Esmu gandarīta par to, ka nostāja ir tāda, ka mums ir pietiekamā iespēja darboties, un paldies parlamentam par aktīvu sadarbību šajos jautājumos. Paldies par uzmanību! Paldies, paldies Čiotas kundzei, un tagad komisijas vārdā uzstāsies Jūravs kundze. Esmu ļoti gandarīts, ka jūs esat šeit mūsu zālē. Priekšsādātāja kungs, paldies, ka jautājums par direktīvu par dzimumu līdzsvaru un sieviešu tiesībām šodien mūsu darbu kārtībā. Es esmu ļoti gandarīga par to, ka tiek diskutēts par komisijas priekšlikumu direktīvai par sieviešu pārstāvniecību valdēs un kas uzlabotu biežāk kotētu uzņēmumu direktoru uh, dzimumu līdzsvaru. Pat labam strādāju jau piecus uh, gadus pie šī uh, jautājuma. Esmu ļoti gandarīta par kopējo darbu un par nesen sasniegto uh, privātās dzīves un darba dzīves uh, sabalansēšanas pakotni. Un es būtu uh, norūpējusies, ja uh, Eiropas dzimumu līdztiesības uh, institūts viņa. Uh, pēdējos darbos nebūtu norādījis uz iespējamo attiecību, bet mēs dažās jomās ļoti lēni virsamies uz priekšu. Un, ja tas tā būtu, tad es būtu ļoti vīlusies par to, ka virzamies uz priekšu vēl tik ļoti lēni, neskatoties uz visiem mūsu centieniem. Dzimuma līdztiesības indeks rāda to, ka mums ir zemākā attīstības līmeņa pakāpe visos tajos jautājumos, kas ir bijusi, bijuši izvērtēti un attiecībā uz um, dokumentiem, kas ir pieņemti. Mēs um, balstamies uz to, ka ir pētījumi, kas norāda uz to, ka. Mm, dzimumu līdzsvars ir labvēlīgs eh, gan ekonomikas attīstībai, gan arī privātās dzīves un darba dzīves apvienošanai. Priekšlikums direktīvai par sieviešu pārstāvību eh, valdēs un um, sieviešu attīstības un izglītības uh, tendences rāda, ka aizvien vēl ir šķēršļi dzimumu līdztiesībai uzņēmumu valdēs. Mēs vēlamies paplašināt aptvērumu, lai talantīgas sievietes varētu vieglāk kļūt, iekļūt vadošajās pozīcijās uzņēmuma valstīs, tas radītu pozitīvus aspektus un plašāk dzimumu līdzsvaru pakāp tiktu sasniegt. Es gribētu atgādināt, ka tas ir uh, sabalansēts priekšlikums, un tas ir piemērs subsidiaritātei draudzīgai likumdošanai. Tas dod dalību valstīm lielu iespēju piemērošanai un progresīvai attīstībai. Ir jābūt zem līdzsver neutralitātei un jāraugās arī uz līdzīga līmeņa kvalifikāciju attiecīgu piemērošanu un tā pareizu uh, pielietošanu. Dalība valstis var uh, turpmāk arī pielietot viņu specifiskos uh, pasākums, lai sasniegtu dzimumu līdzsvaru uzņēmumu direktoru uh, vidū. Uh, likumdošanai jāvirzās uz priekšu, nevis tikai jāstagnē. Tātad mēs vērtējam, ka daudzās jomās likumdošanas attīstība dod pozitīvu rezultātu. Komisija uh, ir uh, saņēmusi plašu atbalstu. Parlaments ir sniedzis šo uh, atbalstu, par kuru gribu īpaši pateiktos. Un tāpat arī dalību valstu vairākums atbalsta uh, šos uh, jautājumus. Es varu atkārtot tikai to, kas jau tika teikts. Nozīmīga attīstība ir uh, sasniegta Uh, Spānijā mainās situācija. Nesen apmeklēju Spāniju, un tur tiešām ir ļoti cieša apmeņšanās valdības līmenī, uh, un arī premjerministrs uh, to ir atbalstījis un mēģina pārliecināt tās valsts, kas aizvien var pretojas šīs likumdošanas pieņemšanai. Balstos arī uz Rumānijas prezidentūras aktīvo apņemšanos. Esmu gatavi iesaistīties uh, EPSCO padoms marta sēdes sagatavošanā, lai mēģinātu atbloķēt situāciju. Tika pieminēta arī jūnija padome. Mums būs nozīmīgas diskusijas par to, kā šo jautājumu virzīt uz priekšu, pievēršoties jautājumu, kas, manuprāt, vēl aizvien ir nu, tāds tā kā apkaunojoši Eiropā par lielo atšķirību sieviešu un vīriešu a, algā. Rumānijas a, prezidentūra ir a, tiekusi ļoti aktīvi strādās pie šo jautājumu risināšanas ar mērķi sasniegt a, kompromisu. Paldies, komisārs kundze. Tagad uzklausīsim politiskās grupas. Nepieņemsim zilās kartes šajās debatīs, tāpēc, ka laiks ir ierobežots. Tagad no Eiropas Tautas partijas grupas. A, Eh, Kozlovskas Rajevičs kundze, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, dāmas un kungi. Es klausījos, eh, eh, ko teica iepriekšējā runātāja, un šķiet, ka mēs esam visi viensprāts, ka visi atbalsta direktīvu parlaments padomu komisiju un neviena dalībvalsts arī e, neiebilst pret direktīvas mērķiem, tad man ir jautājums, kāpēc tā vēl nav pieņemta un kāpēc ir tā, ka vēl dažās dalībvalstīs sieviešu klātbūtne biržā kotētu uzņēmumu valdēs e, ir tikai 7%. Ja arguments par subsidiaritāti e, būtu pamatots, uh, tad dalībvalstis e, ieviestu risinājumus, kas situāciju mainītu, jo es nedomāju, ka kāds, e, kas ir pie pilna prāta, domā, ka e, šī nelielā sieviešu pārstāvniecība, septiņu vai cik tur procenti, ka tas ir veselīgi. Jo šeit mēs nerunājam par to, ka trūktu talantīgu vai kompetentu sieviešu. Tas notiek tāpēc, ka ir citi mehānismi, kas šeit darbojas. Mums ir jāsasniedz rezultāti dalībvalstu līmenī, un tieši tāpēc arī Eiropas līmenī ir jābūt kaut kādai reakcijai. Es atbalstu šo te komisārs Redingas sagatavoto lielisko direktīvu, un ir pienācis pēdējais laiks. Um, noteikt pēc kompetencēm, kurš būs valdē un kurš būs izpildu direktors un nevis uh, citiem kritērijiem. Mums ir ļoti skaidri noteikti kritēriji un ir skaidrs arī, kā šis process darbosies. Nevajadzētu būt tā, ka cilvēki, kuri var iecelt uh, valdes locekļus, izvēlas tos no savu paziņu loka un nevis pēc kritērijiem, kas uh, iekļautu talantu un kompetences. Sievietes joprojām saskars ar šķēršļiem pieejā uh, darba tirgumu, jo trūkst uh, um, bērnu aprūpas iestāžu. Un šis ir saistīts ar, šis jautājums ir saistīts ar privātās un darba savietojumības direktīvu. Uh, Mums vajadzētu arī atzīmēt pozitīvo trialogu rezultātu, kas nesen beidzās. Mums vajadzētu atbalstīt šo direktīvu balsojumā, kas drīz notiks. Paldies. Tagad sociāldemokrātu vārdā Rēgners kundze lūdzu. Rēgners kundze nav ieslēgts mikrofons. Ja. Vai tagad ir ieslēgts mikrofons? Jā, lieliski. Paldies, priekšsēdētāji, godātā komisārs kundze. Mums ir eh, vajadzīgas eh, čaklas, eh, gudras, spējīgas sievietes un tādi paši vīrieši, gan valdēs, gan uzraudzības padomās. Pirms sept septiņiem gadiem komisija par to iesniedza priekšlikumu. Eiropas parlaments rīkojās ļoti ātri. Mēs konstatējām, ka mums ir vajadzīgi objektīva atlases kritērija un ka mēs vēlamies būt praktiski un paraudzījāmies, kāda ir situācija dalībvalstīs, kuras valstis jau ir veikušas pasākumus, kuras varbūt brīvprātīgā mērā jau ir panākušas progresu, un tas nozīmē, mēs Eiropas parlamentā ļoti praktiski par to nobalsojām, proti, ka ir vajadzīgi objektīvi kritēriji, kas tad ir jāīsteno, Un mēs ar brīvprātības principu nekur tālu netiksim. Mums ir vajadzīgi saistoši mehānismi un sankciju mehānisms arī, lai kaut kas notiktu. Līdztiesība, līdzsvars, tas ir kaut kas tāds, kas ir Eiropas Savienības DNS. Tikai tādējādi mums ir progress tik daudzās eh, Eiropas Savienības dalībvalstīs. To esam sasnieguši. Tas, par, tas ir par labu uh, um, gan uzņēmumiem, gan arī vīriešiem, gan sievietēm. Un kas tad tagad notiek? Ļoti daudzas valstis slēpjas aiz šī te juridiskā pamata. Juridiskais pamats pilnīgi noteikti ir, jo tikai tās valstis, kurām nav nekāda progresa savās valstīs, aiz tās slēpjas. Un tāpēc es aicinu Rumānijas prezidentūru um, es atbalstu jūsu iniciatīvu atkal izgaismot šo jautājumu. Es tātad jūs aicinu um, tās dalībvalstis, kuras slēpjas, izvilkt aiz rokas uz skatuves. Tās ir valsts kā Ungārija, piemēram, un tur mēs paraudzījāmies, kā tad tur eh, izskatās ar progresu. Turpat ir regress uzņēmumos. Tas nozīmē, Eh, es aicinu eh, prezidentūru tās valstis beidzot izvilkt eh, starmešu gaismā, paskatīties, ko tad tās ir izdarījušas, un varbūt padomē par to varētu balsot, jo Eiropas parlaments šeit ļoti spēcīgu pozīciju ir vienots, un man ir liels prieks, ka jūs tagad atkal sākat apspriest šo priekšlikumu. Honorevole Viznievska. Paldies, Višņēvskas kundze divas minūtes. Lūdzu, ievērojiet runāšanas laiku. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze, dāmas un kungi, šis ir ļoti svarīgs jautājums. Ja mēs raugāmies uz eh, dzimumu līdztiesības indeksu, tad uh, mēs redzam, ka sievietes ir uh, daudz mazāk pārstāvātas uzņēmumu valdēs un citos augstos amatos. Kāpēc ir tā, ka sievietes ir ļoti kompetentas, ļoti izglītotas, viņas grib strādāt, viņas ir ambiciozas, viņas pilnīgi noteikti nav mazāk talantīgas vai vājākas nekā vīrieši? Kāpēc tad ir tā, ka tik maz sieviešu ieņem šos te augstos amatus uzņēmumos? Manuprāt, galvenais iemesls ir tas, ka viņu karjera uh, Eh, progresē lēnāk. Viņas eh, grib eh, tikt novērtēts ne tikai darbā, bet arī būt mātes un to darīt labi. Viņas vēlas savienot savu privāto un darba dzīvi, viņas vēlas rūpēties par bērniem, un tāpēc arī viņu karjeras progress ir daudz lēnāks. Tātad, ko mums vajadzētu darīt? lai to risinātu. Ko vajadzētu darīt, lai palielinātu sieviešu pārstāvniecību eh, valdēs un augstos amatos? Bet to nevajadzētu darīt tādā automātiskā mākslīgā veidā, vienkārši dodot rīkojumu. Mums, manuprāt, vajadzētu piedāvāt risinājumus, kas ļaus sievietēm savienot uh, privāto un darba dzīvi, jo mums ir vajadzīgi risinājumi kas var eh, garantēt eh, šo te līdzsvaru starp privātu un darba dzīvi. Tas ir izšķirīgi svarīgi. Un es domāju, ka šāda veida risinājumi arī eh, panāks to, ka būs daudz labāka statistika. Eirostats saka, ka algu atšķirība starp vīriešu un sieviešu algām ir uh, Um, ļoti dažāda dažādās valstīs. Laimīgā kārtā Polija ir to piecu um, dalībvalstu vidū, kurā šī atšķirība, kurās šī atšķirība ir um, viena no mazākajām. Bet, diemžēl, pie mums nav um, daudz arī sieviešu augstos amatos. Paldies tagad Bilbao Barantikas kundze no liberāļiem. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri Jūrova. Uh, Liels paldies par um, pūliņiem, kas ir ieguldīti šajā iniciatīvā, bet ņemot vērā šo jautājumu saturu un bloķēšanu padomē, lai panāktu līdztiesību un līdzsvaru uzņēmumu valdīs, es gribētu prasīt valdībām, lai tās būtu drosmīgas, progresīvas un konsekventas konsekvences. Mēs visu laiku runājam par viedo izaugsmu, par talantā balstītu ekonomikas izaugsmu, bet um, mēs sieviešu talants vienkārši neizmantojam. Tā ir pusi iedzīvotāju valdēs, lēmumu pieņemšanas centros. To varētu izmantot, un tomēr eh, pētījumi rāda, ka tas nāk par labu ekonomikai, attīstībai. Mēs esam redzējuši to daudzās dalībvalstīm. Mums vajadzētu uzdrīkstēties, palraudzīties uz šo priekšlikumu no ienesīguma viedokļa, ja mēs eh, neuzskatām, ka taisnīgums vai vienlīdzīgas iespējas ir pietiekams iemesls. Mums ir jābūt progresīviem. Eiropas Savienība ir viena no progresīvākajām zonām pasaulē, runājot par šiem jautājumiem. Citās eh, jomās eh, tiek domāts par soļiem, ko esam eh, spēruši jau gadiem. Uh, Tātad mēs esam, tas būs taisnīgi, tas būs demokrātiski, bet tas būs arī ienesīgi. Paraudzīsimies uz šo aspektu. Visi ieguvumi no šādiem pasākumiem padarīs mūs konkurētspējīgākus. Jābūt arī drosmīgiem. Ir tarāk, pārāk daudz vīriešu, kas, raugoties uz šo problēmu, vienkārši reaģē kā vīrieši. Viņiem ir jāprauc trauc baidīties, viņi no tā iegūs. Viņi arī varēs rūpēties par bērniem, par saviem ģimenes locekļiem. Viņi, uh, varēs eh, eh, izmantot eh, iespējas, viņi atklās, ka izmantojot uh, savu emocionālo pusi, viņi var būt vai, eh, laimīgāki, viņi varēs iedziļināties uh, cilvēku problēmās un uh, atbildībā, no kurām viņi gadu simtiem ir bēguši. Es domāju, ka šāda pasaule, kur vīrieši uzņemtos šīs pilnvaras, būtu labāka pasaule. Paldies, Ortes un kungs, divas minūtes uh, no zaļajiem. Paldies, priekšsēdētāji, ir ļoti svarīgi, lai mēs censtos. Uh, Um, atvērta diskusijas padomē par šādu tik svarīgu jautājumu kā dzimuma līdztiesība, tāpēc es lielā mērā atbalstu komisijas un Romānijas prezidentūras uh, iniciatīvu un ceru, ka gūsim labu progresu, jo šis priekšlikums ir bijis bloķēts piecus gadus. 40% kvotas ievietēm valdēs. Uh, panāk zinām progresu, progresu, kas mums ir nepieciešams, tas eh, panāktu lielāku līdztiesību, un tas ir modelis, kas ir darbojies tur, kur tas ir izmēģināts. Ir vietas eh, Eiropā, kurās eh, jau tas ir sasniegts, vai gandrīz sasniegts, bet tas ir jāsasniedz visā Eiropā. Balstoties uz subsidiaritātes principu, mums ir jāieņem pareizā pieeja, bet līdztiesība ir noteikta līgumos, un tā ir arī ekonomiska nepieciešamība. Un nevienlīdzības indeks Eiropā uh, ir no 7,5 līdz 43 procentiem. Tas ir tātad sieviešu pārstāvniecības procents. Mums ir vajadzīgs juridiskais ietvers Eiropas Savienībā, kas ļaus harmonizēt uh, likumdošanu. Tas ir pasākums, kas ir pilnīgi noteikti nepieciešams. Uh, Tā nebūs panacēja, tas nebūs brīnuma līdzeklis, būs jāstrādā tālāk, bet mums ir jāpanāk līdzsvars uh, uzņēmumu valdīs, valdēs un arī izpildu pozīcijās tādā plašākā izpratnē, un tāpēc būs vajadzīgs vēl iniciatīvas, lai to panāktu. Ja mēs raugāmies uz Norvēģiju, Norvēģija ir īstenojusi abus šos pasākumus, un mēs redzam, ka 2013. gadā valdība pieņēmas virkni sankciju uzņēmumiem, kas neievēro šīs prasības. Šie uzņēmumi nevarēja piedalīties valsts un pašvaldību iepirkuma procedūrās, ja nebija pienācīgs sieviešu pārstāvību valdēs. Tāpēc šī likumdošana ir izšķirīgi svarīga, lai panāktu progresu līdztiesības jautājumā, un es tiešām rēķinos, ka padome aktīvi strādās, lai panāktu rezultātu šajā jomā. Paldies tagad no Goja kundzes Eka kungs. Kolēģi! um, priekšsādātāja kungs, uh, kāpēc tad ir tā tikai 24 uh, no 240 uh, valdes pozīcijām ir sieviešu rokās? Kāpēc šo koncernu rokās uh, Mm, tātad uh, koncernu vadībā nav neviena sieviete, tāpēc, ka Eiropas Savienībā nav sasniegt šis līdzsvars starptautiski, arī šis līdzsvars nav daudz labāks. No 500 lielākiem pasaules uzņēmumiem tikai 3% uh, izpildirektora ir sieviete. Tas, ka mēs par šo jautājumu vēl 2019. gadā diskutējam, ka tas mums ir jādara, tas ir apkaunojoši. Uh, un eh, tas ļauj man šaubīties par mūsu progresivitāti. Uh, Jo ir joprojām tādi, ka sievietēm ir tikai jādzemdē bērni un jāsēž mājās, jo vadošās ekonomiskās funkcijās viņas nevar strādāt. Vai tiešām mums būs vēl jāgaida 40 gadi, jo tik ilgi eh, tas aizņemtu, ja nebūtu saistoši noteikumi, līdz eh, sieviešu eh, līdzsvars sasniegtu 40% valdēs. Mums nav vajadzīgas garas diskusijas. Šī pasaule nav tikai vīriešu pasaule. Uh, Eh, tā ir visu cilvēku pasaule, un mums vajadzētu eh, atteikties no eh, šīs naidīgās domāšanas vadošajās aprindās. Paldies tagad Parker kungs pusotra minūte FDD grupas vārdā. Parkers kungs tātad, jā, sievietes. Uh, valdē šī direktīva ne tikai apkauno sievietes, tā aizskar sievietes, kas ir nopelnījušas šīs pozīcijas ar saviem nopelniem. Tas taču būtu tik apkaunojoši, ka sieviete tiktu izvēlēta kādai pozīcijai kvotu dēļ. Kvotas sievietēm norāda, ka mēs neesam spējīgi sasniegt panākumus, ka esam mazāk vērtas. Un, uh, Eh, kā tad ar zemākiem līmeņiem šīm sievietēm eh, kvotas eh, neko nedos, tas neradīs vairāk mm, līdztiesības. Norvēģijā tikai 7%, sievie, 7 sieviešu ir lēmspējīgās pozīcijās, neskatoties uz šiem pasākumiem, kas ir ieviesti. Un kur tad mēs um, pārtrauksim šīs kvotas, var bez, eh, bezgalīgi eh, uzlikt kvotas un kategorizēt, un tomēr uh, izskatās, ka tā ir vēl viena Eiropas Savienības iejaukšanās. Uzņēmumiem būtu jādod brīvība izvēlēties piemērotos kandidātus darbam, bet saskaņā ar sesto pāntu šajā direktīvā ir paredzēts uzlikt sodus uzņēmiem līdz pat uzņēmumu likvidācijai, ja netiks izpildīts kvotas. Kvotas nerisina pastāvošās problēmas, kas ir nelīdzsvar pamatā, tās ir kontraproduktīvas. INF, honorevole... Tagad ENF grupas vārdā Žoltaka kungs, divar pus minūtes lūdzu. Prieksēdētāja kungs. Es eh, saprotu, ka šis eh, trakais feminisms savu uzvaras gājienu turpina. Mēs vēlamies sievietes pārvērst par vīriešiem un vīriešus par sievietēm. Man tiešām nav skaidrs, vai tā ir tāda saslimšana vai varbūt vienkārši psihiska kaita, bet eh, ja tas nebūtu tik smieklīgi, atcerēsimies kaut vai gadījumu, kad parlaments balsoja par to, ka lauksaimniecībā strādā pārāk maz sieviešu. Piemēram, par ganēm strādā pārāk maz sieviešu. Manuprāt, tas ir tā drusku smieklīgi. Bet eh, runājot par dzimumu līdzsvaru uzņēmumu direktoru bez izpildvarām vidū, tas jau ir daudz nopietnāks jautājums. Kāpēc mēs nepajautājam vīriešiem, vai viņi nevēlas būt sievietes, un kāpēc mēs to pašu nepiemērojam vīriešiem kvotu ziņā. Bet nopietni runājot, tas ir ļoti smags un svarīgs jautājums, un to tā pasvēst vienkārši gaisā nevajadzētu. Es saprotu, ka visus likumus sagatavo komisija un parlaments tiem vienkārši uzliek savu spiedogu. Un e, patiesībā, ja kāds likums ir slikts, tad visbiežāk tā avots ir meklējams parlamentā. Parlaments neko nesaprot no uzņēmē darbības un bieži vien iejauc dalību valstu suverēnās lietās. Bieži vien parlamenta priekšlikumi ir drusku debīli, bet eh, vienmēr parlaments iestājas par migrantiem, par homoseksuāļiem, par feministēm. Vienmēr šīs balsis, šie cilvēki ir labāki par normāliem iedzīvotājiem. Neviena rezolūcija parlamentā netiek sagatavota nepieminot šīs trīs manas tikko pieminētās grupas. Es domāju, ka mums vajadzētu tomēr kaut ko pamainīt. Es griežos pie citām dalību valstīm, darīsim kā Briti pati. Izstāsimies no Eiropas Savienības, veidosim tādu Eiropu, kādu to vēlējās 50. Eh, gados Eiropas kopienu veidotāji. Veidosim kopīgu politiku, kas mums palīdzētu, veidosim ģimenes, kas būs stipras, nepārveidosim sievietes par vīriešiem vai par kaut ko citu. Es uzskatu, ka Eiropas komisijai vajadzētu īstenot likumdošanas realizēšanu dzīvē un nevis pateikt, ko darīt sievietēm vai vīriešiem. Es eh, ceru, ka es piedzīvošu brīdi, kad mēs Runātais tiek pārtraukts. Paldies, jums vēlas uzdot zilās kartiņas procedūrā. Bet es nepieļaušu to. Tagad dodu Šošņevs kungam vienu minūti vārds jums. <clears throat> Paldies, prieksēdētāji kungs. Es mēģināšu jums šeit kaut ko paskaidrot, godātās dāmas un kungi. Mazliet uzmanīga, uzmanības. Jūsu secinājumi ir nepareizi, jo izejas punkts ir nepareizs. Jūs apgalvojat, ka sievietēm ir tāda pati izglītība un priekšnoteikumi kā vīriešiem. Tā nav. Un tad jūs raudiet par to, ka sievietes nav pietiekami pārstāvētas uzņēmumu valdēs. Tā patiesībā ir sava veida sazvērestības teorija. Jūs tā kā uzskatiet, ka ir kādi tumšie spēki, kas traucē sievietēm ieņemt amatus uzņēmumu valdēs, bet ja sievietes pašas to negrib, Ja tās netiek pieņemtas šajā darbā, tad visticamākais, ka tām vai nu nav nepieciešamās kvalifikācijas, vai tās vienkārši nevēlas veidot tādu karjeru. Atcerēsimies, ka vīrieši nedzīvo tik ilgi kā sievietes. Sieviešu dzīvildze ir garāka. Kā jūs to kompensēsiet vīriešiem? Statistika rāda, ka e, sievietes nesēž uzņēmumu valdēs, bet tas nav tāpēc, ka vīrieši pret sievietēm ir sazvērējušies. Prieksēdētājs, tagad divas minūtes Šodrovs kundzei lūdzu. Paldies! Paņi komisārsko, žieme v dobie a ve spole... Dārgie kolēģi, mēs šajā laikā dzīvojam sabiedrībā, kurā neviens nevar šaubīties par vienlīdzību, bet tajā pašā laikā uh, valdēs nav pietiekami daudz pārstāvētas sievietes. Sievietes ir puse no pasaules iedzīvotāji, bet tajā pašā laikā nav pietiekama pārstāvniecība biržā kotēto uzņēmumu direktoru līmenī. Čehijā tie 19% un vidēji Eiropas Savienībā aptuveni 23%. Sievietes ir ļoti labi kvalificētas un dažkārt pat arī labāk. Uh, izglītots, viņām ir tādas pašas ambīcijas, un viņas ir pat labāk kvalificētas nekā vīrieši. Un vienalga situācija ir tāda, kāda tā ir. Kādēļ? Arī tādēļ, ka sievietes ir ļoti nozīmīgas kā uh, mātes un aprūpētājas, un tādēļ viņas vēlāk sāk savu darba dzīvi. Kvotas nekad nepalīdzēs sieviešu karjeru pātrināt, tā tas nebūs, bet mums ir jāpalīdz sievietēm apvienot darba un privāto dzīvi. Tas ir pareizais ceļš, tādēļ ļoti nozīmīgi ir, lai padome nodarbotos un virzītos priekšu direktīvu par šiem jautājumiem un šo direktīvu virziet uz priekšu, un pieņemot, mēs varēsim situāciju uzlabot, runiet par profesionālās un privātās dzīves savienošanas uzlabošanu. Šī direktīva ir jāpieņem un jāīsteno. Gribu uzdot jautājumu, bet kas tad dalība valstis kavē atbilstošajās dalība valstīs pieņemt attiecīgo likumdošanu? Nu, piemēram, Spānija. Es domāju, ka Spānijas valdība var pieņemt šādus likumus viena paša un dalībvalsts līmenī. Katrs var darīt, kā vēlas, katrs var virzīties uz priekšu, kā vēlas. Es domāju, ka, protams, arī Eiropas Savienība varētu rādīt labu piemēru. Gutelands kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pāri par 65% no visiem universitātes grādiem saņem sievietes, un tomēr sieviešu pārstāvniecība uzņēmumu valdēs ir tik ārkārtīgi zema. Arī sieviešu iespējas lēmumu pieņemšanā ir ārkārtīgi zems. Tas ir ne tikai negodīgi, bet tas ir arī muļķīgi, jo tas nozīmē, ka mēs neizmantojam pusi no iedzīvotāju kompetencēm. Piemēram, privātajos uzņēmumos sievietes jau vairāk ir augstāko, um, augstāko pārstāvniecību vidū. Statistika rāda, ka jo vairāk sievietes sēž uzņēmumu valdēs, jo labāki ir uzņēmumu ekonomiskie rezultāti. Neskatoties uz to, politiķi iebilst tam, lai 40% uzņēmumu direktoru bez izpildu varām būtu sieviešu kvota. Tā ir kļūda. Tāpēc eh, mani tiešām iepriecināja, ka Spānija ir mainījusi savu nostāju un atsaukusi savu iebildes atrunu padomē, un direktīva ir gatava ratificēt. Es domāju, ka tas noteikti inovācijai Eiropā nāks par labu un visu mūsu dzīvei arī. E, paldies, un tagad e, Oka kungs. Paldies, e, prieksēdētāja kungs par sievietēm uzņēmumu valdēs runājot un par dzimumu līdztiesību vispār. Sāksim ar tādiem augstākiem plauktiem, kas notiek parlamentā, kāda izskatās padome un kāda komisija. No e, 12 e, ģenerāldirektoriem e, neviena sieviete komisijā. 78 padomas priekšsēdētāji, tikai divas ir sievietes. Tā tad situācija ir samērā kliedzoša arī Eiropas augstākajās institūcijās. Bet eh, kāpēc eh, vīrieši par to neapvainojas? Vai tiešām mums ir nepieciešams uh, izveidot atsevišķu direktorātu Eiropas Savienībā, kas mainītu šo situāciju un strādātu pie tā, lai politiskā, sociālā un ekonomiskā vidē sievietes būtu adekvāti pārstāvētas. Piemēram, Polijā Protams, mēs iestājāmies par vienādu attieksmi pret visiem, jo mēs visi likuma un arī citu varu priekšā esam vienlīdzīgi, un tas mums arī ir jārespektē. Paldies, Bečere Besterekējas kundze, vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, paldies Jurevs kundze, paldies par jūsu atbalstu un jūsu izšķirīgo darbību. Um, daži saka, ka sievietes nevar uzņemties vadošos uh, darbus, uh, jo tās to nevēlas, bet 2005. gadā mēs redzējām, ka 10% uh, viņa pārstāvniecība bija un 17. gadā 22%. Tātad pārstāvniecība ir augusi. Daži saka, ka mums ir vajadzīgas vēl vairāk iniciatīvas, bet mēs varam arī uh, pieminēt to, ka sievietes, sieviešu pārstāvniecība ir tikai 7% valdēs un aptuveni 20% izpildu līmenī. Mēs varētu pārvarēt šo situāciju, taču tad padomē jāpārtrauc direktīvas bloķēšana. Mums ir nepieciešams plašāks sieviešu pārstāvniecības līmenis valdēs. Sievietes ir pragmatiskākas un padomēji tagad jāatbilst ir um, Eiropas uh, pilsoņu vēlmēm un Rumānijas uh, prezidentūrai aktīvi jāstrādā. Paldies! Paldies, nākamais runātājs uh, Farenca. Priekšsētāja kungs. Uh, Paldies uh, par šo sastādīto dokumentu. Mēs esam aktīvi strādājuši priekšlikums direktīvā par dzimumu līdzsvaru ir tā piemērs. Mēs uh, runājam un aktīvi darbojamies, lai mainītu situāciju. Vēlos atsaukties uz uh, nesenajiem pētījumiem, kas uh, pamato uh, šīs atšķirības eksistenci. Parlamentam uh, jārēģē ne tikai uz uh, vardarbības faktiem, jāapkaro jebkura vardarbības forma, vai nu tā būtu uh, dzimuma līdzsvar uh, jomā vai specifiski pret specifisku dzimumu vērsta. Uh, Es eh, domāju, ka vēl daudz kas ir eh, jādara. Kolēģis Ortasons atgādināja, ka mums jādara vairāk dzimumu līdztiesības labā. Paldies nākamā runātāja Ajuto Kundze. 2012. gada novembrī parlaments eh, pieņēma direktīvu par dzimumu līdzsvaru uzņēmumu direktoru uh, vidū. Padomē situācija joprojām tiek bloķēta. Mēs vēlamies, lai būtu plašāka sieviešu pārstāvniecība biržā kotētu uzņēmumu valdēs un direktoru vidū. Izmaiņas situācijā būs sasniegts tikai tad, kad sievietes varēs pierādīt viņu spējas un nevis kvotu dēļ tiks ievēlētas valdēs. Uh, Es gribētu vērsties pie iepriekšējās runātājas. Skaitļi norāda uz to, ka sievietes pārsvarā ir labāk kvalificēts nekā vīrieši. Tikai 13,7% tā saka komisija ir šajās valdēs tādā mati, ko kuros strādā sievietes. Ko mēs varētu darīt, lai pārvarētu stagnāciju? Tas ir nozīmīgs jautājums, un pie tā varētu strādāt sievietes, un sievietes arī ir pārstāvētas valdēs un arī uh, padomē. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs uh, Kelī kungs. Mēs zinām, uh, ka uh, ir atšķirīga situācija uh, valdēs 2017. gadā tikai ceturdaļa amatu biržā kotēta uzņēmuma valdēs bija sieviešu veikti. Aptuveni 500, 500 kompānija ir aptēts un arī uzņēmumā kas ir līdzīgi manam vārdam nosaukt situāciju tāda pati. Uh, Runa nav tikai vien par uzņēmumu direktoru nozīmi, bet gan par ekonomiku un sabiedrības attīstību kopumā. Ja mēs runājam par cilvēku resursu un vīriešiem parasti menedžmentā, tad šos amats uzskata par nozīmīgākiem. Mums ir jāstrādā pie dzimuma līdzsvara uzņēmumos visās lomās. Un, ja sievietes nav pārstāvētas tāpat kā vīrieši, kā mēs varam sagaidīt, ka kompānijas varēs reaģēt uz apdzimumu skatiem jautājumiem? Mēs esam cilvēki un uh, ja uh, lēmums pieņem tikai vīrieši, tad uh, vairāk arī vīrieši tiek nodarbināti. Saskaņā ar Starptautiskā valūtas fonda uh, vērtējumu sieviešu iesaistīšana palielina darbības efektivitāti, un es arī atbalstu plašāku sieviešu pārstāvniecību biržā kotēt uzņēmumu direktoru un valžu vidū. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Koferātīkungs! kungs! priekšsādētāja kungs. Šajās diskusijās mēs aizvien atgādinam, ka dzimuma līdztiesība ir viens no uh, Eiropas Savienības uh, dibināšanas uh, pamat uh, tiesību jautājumiem. Pat ja mūsu nostāja ir atšķirīga, kā to redzam šajā diskusijā, mēs strādājam pie jautājuma risināšanas, bet tas, ko dara padome, tas ir tiešām uh, ļoti neveiksmīgi. Jau septiņus gadus tiek bloķēta situācija, mēs strādājam un uh, no uh, padomas puses nekas nenotiek. Un tas nav tikai vienīgais jautājums, uh, kurā tas tā ir. 40% sieviešu kvote uzņēmumu valdēs, tas nav jautājums tikai par uzņēmumu valdēm. Ir uh, arī jārunā par uh, maksājumu atšķirību, par algu atšķirību. Šeit mēs runājam par sasniegtiem progresu progress, jautājumu, bet progress ir ļoti, ļoti zems. Padomei tagad ir jāparāda ar aktīvu rīcību, ka vēlas sasniegt progresu šajā jautājumā un tiešām virzīt uz priekšu šo direktīvu. Paldies, nākamā runātāja Kuņevs kundze minūte. Paldies, priekšsādātāja kungs, šajā sabiedrībā. Mēs runājam ne tikai par harmonizāciju vai uh, ko patīkam, uz to jau daudzi runātāji ir atsaukušies. Mēs redzam, ka nu, burtiski tāds tā kā, stik, tā, tā kā stikla siena neļauj sievietēm virzīties pa karjeras kāpnēm. Uh, un um, sievietēm ir sarežģīta situācija. Sievietes ir studējušas, viņām ir laba kvalifikācija, bet neveic vadošos uh, pienākums, uh, viņus tiek, viņus, viņ, viņām tiek mazāk maksāts un m, burtiski tā kā sodītas, ja uh, vēlas ģimeni. Šīs direktīvas projekts ir uh, veiksmīga uh, iespēja uh, izmainīt uh, situāciju. Taču uh, Kādēļ tad tik ilgi jāgaida, uh, kamēr tas tiks pieņemts? Nu, tas ir, tā ir padomas māja, vaina. Tādēļ jautāšu padomei, ko padoma taisās darīt, lai šo stikla uh, sienu uh, nojauktu, lai uh, veicinātu situācijas attīstību, un it īpaši šis ir jautājums uh, Rumānijas prezidentūrai. Paldies! Nākamais runātājs Martēna Kungs, kas ir runātājs sarakstā, bet nav zālē. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Lūdzu, visiem vienu minūti ievērojot runas laiku. Kiničī Kundze nākamā runātāja priekšsēdētājs komisārs kundze. 2017. gadā tikai ceturtā daļa no visiem valdes locekļiem lielākajos biržā kotētajos uzņēmumos, kas reģistrēta, es biju sievietes. Un tāpat arī pastāv liela atšķirība. Arī citos līmeņos atšķirība pat ir vēl lielāka. Sievietes tām ir augsta kvalifikācija, bet to spējas netiek pienācīgi um, novērtētas. Tas nenāk par labi optimāli izmantojot darba tirgus potenciālu Eiropas Savienībā. Lai veicinātu dzimumu līdzsvaru, var tikt uh, likum, spērt likumdošanas soļi ar uh, tā sauktajām uh, rozā uh, kvotām. Itālijā atbildošs likums ir pieņemts un piecu gadu laikā sieviešu pārstāvniecība ir pieaugusi līdz 33% uzņēmumu uh, valdēs. Tas ir saistīts, protams, arī ar sieviešu kvalifikāciju. Mēs lūdzam Rumānijas prezidentūru virziet uz priekšu direktīvu par dzimumu līdzsvaru uzņēmumu direktoru vidū. Paldies! Nākamā runātāja Grapīnī kundze. Priekšsādātāja kungs, komisārs kundze, jau septiņas gadus runājam par šiem jautājumiem. Gribu teikt sekojošo. It īpašu vīriešiem, kas runāja par nevienlīdzību, un tiem vīriešiem, kas ir mājās un cieši no kompleksiem, ir skaidrs, ka sievietes var ļoti labi strādāt darba vietās, var ļoti labi strādāt uzņēmuma valdēs, gan privāti tā e, ekonomikā, gan arī e, valsts uzņēmumos. Nu, nav tādi amati sievietēm un vīriešiem. Priekšsēdētājs, e, komisārs kundze, mums jāmaina domāšanas veids, nu nedrīkst būt bloķējošais mazākums padomē. Situācija jau tāda ir gadiem ilga. Es neesmu par kvotām, taču, ja sabiedrība to nesaprot un nevar sievietes novērtēt, tad mums ir kaut kas jādara. Jā, komisārs kundze, es jums piekrītu. Uh, Direktīva darba un privātās dzīves uh, savienošanai ļoti nozīmīga. Jūs atsaucāties uz pētījumiem, tie tagad ir uh, jā īsteno praksē un labumu gūs no tā visa sabiedrība. Paldies! Paldies! Nākamais runātais Marijas kungs. Priekšsēdētāj kungs, paldies! Sieviešu net nepietiekama pārstāvniecība sabiedrībā un ekonomikas uh, uzņēmumos ir fenomens, kam jāpievērš uzmanība. Sievietēm jābūt pārstāvētām uzņēmu, uzņēmu valdēs. Taču šeit mēs mēģinam strādāt pie sociāla arhitektūras, un es domāju, ka tas nemainīs uzņēmumu rīcību. Eiropas Savienība varētu rīkoties atšķirīgi, taču Junkerkungs par to ir atbal, atbildīgs. Uh, Ļoti daudz līdzekļu tiek uh, izlietoti. Aptuveni puse no uh, Eiropas uh, budžeta izlieto Eiropas investīciju banku uh, un arī uh, Eiropas uh, centrāla bankai ekonomiski rīkojoties, vajadzētu ievērot sieviešu pārstāvniecību uzņēmuma valdēs. Un tad uh, šo sieviešu pārstāvniecību ļoti ātri uh, sasniegs. Jo tad uzņēmumiem, piemēram, vairs nebūtu iespēja saņemt eh, līdzekļus no Eiropas eh, investīciju eh, programmu līdzekļiem, un tad sieviešu pārstāvniecība ļoti ātri tiktu sasniegta. Priekšsēdētājs. Lūdzu, ievērojot runas laiku, citādi atslēgšu runātājiem mikrofonus. Paldies, nākamā runātāja Kjānas Kunze. Diskusijas bija ļoti interesantas šodien no rīta. Viedoklis parlamentā liekas virzās tiešām vienā virzienā, bet mēs šeit runājam par tādu ļoti nelielu soli. Mēs šeit runājam par uh, sieviešu pārstāvniecību uzņēmumu valdēs, taču tas jautājums netiek atrisināts. Šeit eh, vienkārši eh, jārunā par to, ka dzimumu līdzsvaram jāatspoguļo realitāte. Un kas rada problēmas, kā parasti padome? Vēlreiz uzsveršu to, ka Eiropas parlamenta nostāja ir skaidri zināma un formulēta. Arī Eiropas uh, institūcijas vēlas progresu, padoma joprojām šo direktīvu bloķē. Dzimuma līdzsvars ir Eiropas Savienības darbības pamats un atbilstoši tam vajadzētu darboties. Paldies, paldies nākamā runātāja Maisners kundze. Paldies, priekšstādāja kungs. Esmu ļoti gandarīta par šo direktīvu un arī par šīm diskusijām dažādu iemeslu dēļ. Ir ļoti labi, ja aizvien vairāk vīrieši iesaistās diskusijās, jo mums visai sabiedrībai kopā jārada situācija, ka dzimuma līdzsvers un sieviešu pārstāvniecība visās jomās tiek palielināta, jo sievietes strādā tikpat labi kā vīrieši. Tik runāts arī par algu atšķirību Vācijā, tas ir īpaši liels, augstāks nekā citās valstīs, un tagad mēs diskutējam par paritātes likumu ar ļoti dažādu pieeju. Dažās valstīs jau ir tāds uh, likums uh, dzimumam, kas ir nepietiekami pārstāvēts. Man liekas, ka kaunpilni, ka mums par to ir jārunā, būtu labi, ja tas jau jautājums kā būtu attīstīts. Rēgners kundze uh, jau teica, ka tas ir Eiropas DNS šī uh, dzimuma uh, līdzsvara jautājuma risināšana, uh, un mums vienkārši uh, jāpieņem dokumenti. Paldies! Paldies, nākamā runātāja Vārds kundze minūte. It is a Paldies, priekšsādātāji! Ir pārsteidzoši redzēt, ka šī iniciatīva, lai eh, uzlabotu dzimumu līdzsvaru valdēs, padomē ir bloķēta jau piecus gadus. Tas tiešām parāda, cik konservatīvas var būt dalību valstu valdības. Tas tiešām ir satraucoši, ka šī iniciatīva ir tik kontroversiāla. Mēs vēlamies panākt līdztiesību uzņēmumu izpildu līmenī, Tā ir uh, politika, kas ir ļoti svarīga, bet um, nav uh, brīnumu, ka mums tad ir grūti runāt par marginalizētām sievietēm uzņēmējdarbības vidē. Uh, sievietes saskars ar dažāda veida diskrimināciju, un viņām ir milzīgi izaicinājumi um, Bieži vien tiek aizmirstas uh, citas rases sievietes un uh, tam līdzīgi, un pēc tam, kad tika panākt vienošanās pagājušajā daļā par dzīvi, privātās un darba dzīves savietojumu, es aicināju uh, prezidentūru pārtraukt šo apkonojošo situāciju un uh, censties panākt beidzot konsensu par sievietēm valdēs. Paldies tagad uh, kolēģiem Miranda. Uh, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Dzimumu līdztiesība valdēs eh, um, parāda arī, eh, kas notiek eh, Eiropas Savienības padomē. Sievietes uzņēmuma valdēs uh, ir tikai 22%, Spānijā un 36% Zviedrijā. Šeit mēs runājam par biežāk kotētiem uzņēmumiem. Un vispārīgi runājot, tas vēl ir tālu no ideālā līmeņa. Iepriekšējā sasaukumā biju dzimumlīdztiesības komitejas eh, deputāti, mēs to apspriedām, un tagad ir pagājuši septiņi gadi, un atkal diskutējam par eh, jautājumu, kurā vēl neko neesam sasnieguši. Paldies! Tagad Žānis Kundze. Godātais priekšsādātāji, eh, komisārs Kundze, ministrs Kundze, man kā rumānietē, rumāņu deputātei, vien, šī direktīva ir viena no prioritātēm. Ir dalībvalstis, kas nesen ir mainījušas pozīciju, un līdz ar to esmu pārliecināta, ka padomu virzīs uz priekšu sarunas. Iemesls, kāpēc sievietes tik maz ir pārstāvētas uzņēmuma vadībā, ir, tur ir dažādi iemesli. Tā ir korporatīvā kultūra un uh, tradicionālie dzimumu stereotipi. Šie stikla griesti uzņēmējdarbības kultūrā ne tikai neņem vērā sieviešu ieguldījumu, bet arī attur uh, sievietes attīstīt uh, potenciālu un savas profesionālās karjeras. Savas pieredzes var pateikt, ka sievietes, kas uh, uzņemas vadību um, uzņēmumā, um, atbalsta arī citas sievietes, un tas nāk par labu uzņēmumiem. Tāpēc es atbalstu Rumānijas prezidentūras lēmumu turpināt diskusijas par šo direktīvu. Paldies! Paldies! Um, līdz ar to debatas ir noslēgtas, un uh, tagad aicināšu komisāru atbildēt. Lūdzu, Jurovs kundze, jums vārds. Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, esmu tiešām pateicīga par uh, atbalstu un apņēmību Eiropas parlamentā šim svarīgiem jautājumam. Esmu pateicīga arī par uh, plašsaziņas līdzekļu interesi par šo jautājumu. Ļaujiet man noslēgumā pateikt pāris vārdus eh, papildus skaidriem atbalstam, kuru paudu šīm likumdošanas aktām no komisijas puses, gribēju jums pateikt, ka mēs negaidām, kad eh, šis jautājums atbloķēsies padomē, jo projām vēl ir eh, daudz, ko var darīt atbalstot lielāku daudzveidību ne tikai uzņēmējdarbības pasaulē. Gribētu vēlreiz minēt uh, vairākus skaitļus no statistikas. Ir vairāk kā 50% sieviešu mūsu sabiedrībā. 62% ir uh, universitāšu beidzējas sievietes. Tātad varētu teikt, ka tas būtu tikai normāli, ja vismaz tāds pats uh, līmenis sieviešu būtu pārstāvēts dažādās dzīves jomās. Bet salīdzināsim šos skaitļus, kas mums ir 22% sieviešu valdēs. Tikai 6% izpildirektoru ir sievietes. Ejot tālāk, politiskā joma tikai 20% sieviešu deputātu nacionālajos parlamentos. Uh, ir valdības dalībvalstīs, kurās ir tikai viena vai divas sievietes. Bija nesen viena uh, valdība, kurā nebija nevienas sievietes. Tagad pozitīvākie piemēri. Ar prieku var ziņot, ka komisijā mēs jau uh, nonākam pie 40% uh, vadības pozīcijās. Tas ir tieši pateicoties šim spēcīgiem spiedienam un procedūrai, kas nodrošina taisnīgu konkurenci, kurā nav nekādas uh, neobjektivitātes vai barjeras, kādas redzam citās vietās. Un varbūt reaģējot uz to, ko Žautaka kungs teica, viņš gan vairs nav klāt, bet ticiet man, sievietei, komisārei, Es joprojām uh, jūtos kā sieviete, man nebija jākļūst par vīrieti, lai uh, darītu šo darbu. Es to joprojām varu dot savu ieguldījumu Eiropas komisijas lēmumu pieņemšanas procesā. Uh, jā, tā ir um, sagadīšanās, ka Žans Klauds Junkers uh, ir šeit, un viņš teica, uh, ka uh, sievietes komisārs uh, dara ļoti labu darbu. Uh, Eh, lēmumu pieņemšanas procesā sieviešu ogodojums ir ļoti būtisks. Salīdzinot šos skaitļus, mēs konstatējam, ka kaut kas te nav kārtībā Eiropas eh, sabiedrībā, un tāpēc mēs aktīvi strādājam, lai to mainītu. Un kā jau es teicu, mēs negaidām tikai to, ka direktīva atkal tiks sākt apspriesta eh, padomē, uh, Um, un tāpēc es gribētu uh, Pārkers kundzi lūgt izlasīt uh, aktuālāko direktīvas versiju, jo tur nav nekas, uh, kas norādītu, uh, ka um, uh, tikai ar to, ka jūs esat sieviete, ar to uh, pietiek kvalifikācijai. Nē, mēs esam par vienlīdzību, par vienlīdzīgām iespējām. Lūdzu, apskatiet šo direktīvas versiju. Šobrīd pusē dalībvalstu jau ir šāda likumdošana, tātad, ja mēs turpināsim attīstīt šo likumdošanu, mēs palīdzēsim atlikušajām dalībvalstīm un ir tiešām tā, ka dalībvalstis pašas var rīkoties, tām nav jāgaida eh, šī direktīva jo tas ir dalībvalstu ziņā panākt šeit progresu. Pa šo laiku komisija arī negaida, mēs darām daudz uh, nelikumdošanas darba, mēs atbalstām uh, hartu, kur ir 12 tūkstoši institūcijas, tā skaitā lielākie uzņēmumi, dažas noņēm, nosaukšu IKEA, IBM, Siemens, Sodexo, tie ir šie starptautiskie uzņēmumi, kas uh, virza uz priekšu daudzveidības ideju, uh, kas nāk par labu uzņēmumiem. Daudzās dalību valstīs, tā skaitā tajās, kurās nav attiecīgas likumdošanas, tad, tad viņi eksportē šo pozitīvo korporatīvo kultūru. Mēs arī finansējam daudzus eh, projektus, kuri uh, virza uz priekšu daudzveidību, tātad uh, darām daudzas lietas. Tas ir kaut kas tāds, ko es saucu par plānu B. Tātad negaidīt likumdošanas pieņemšanu, darīt to, ko mēs varam darīt, bet man ir jāatkārto uh, manas runas noslēgumā, ka mēs joprojām uzskatām, ka šis likumdošanas akts tiks pieņemts un vēlreiz gribu uh, atkārtot, ka mēs uzticamies Rumānijas prezidentūrai, ka viņš šeit paveiks lielisku darbu. Paldies, Jugrovas kundze un Ciotas kundze no padomas puses. Godātie deputāti, dāmas un kungi, paldies par šīm diskusijām. Kā jau es ievadrunā teicu, padomas apņēmšanās uh, panākt dzimu līdztiesību ir patiesa un nezūdoša. Rumānijas prezidentūra ir organizējusi divpusējas uh, sarunas ar bloķējošās minoritātes valstīm, lai meklētu risinājumu. Esam arī ieplānojuši tikšanās eh, darba grupu līmenī par šo dokumentu. Bet nevajadzētu aizmirst, ka prezidentūra ir dalība valstu eh, rokās. Parastajā likumdošanas procedūrā, lai vienotos starp dalību valstīm, ir vajadzīgs klaucētais vairākums. Uh, Papildus darbam, ko esam īstenojuši sadarbojoties ar parlamentu, lai virzītu uz priekšu Eiropas likumdošanu, mēs, kā jau minēju, gatavojam arī secinājumus par uh, augu atšķirībām starp dzimumiem un politikām, kā uzlabot uh, privātās un darba dzīves savietojamību. Mēs ceram, ka šie um, secinājumi tiks pieņemti nodarbinātības sociālās politikas veselības un patērētā tiesība padomē jūnijā. Ļaujiet man arī izmantot šo iespēju, lai informētu jūs par to, ka Rumānijas prezidentūra uzņems uh, augsta līmeņa grupu par dzimumu līdztiesību Bukurestē februārī. Mēs arī ar prieku gaidām uh, dzimumlīdztiesības jautājumu apspriešanu neformālajā EPSCO ministru sanāksmē Bukurestē aprīlī. Paldies par šo iespēju apspriest šo svarīgo jautājumu šodien šeit. Strādājot kopā, padome un parlaments, mēs varam kopīgi pārtraukt, iznīdēt diskrimināciju un netaisnību un panākt uh, to, ka līdztiesīga attieksme um, ir realitāte visiem vīriešiem un visām sievietēm. Mēs saskaramies ar daudziem izaicinājumiem, un tomēr uh, nākotne pieder līdztiesībai. Paldies! Paldies, Cjotas kundze! Līdz ar to šīs eh, kopīgās debatas par dzimumu līdzsvaru ir noslēgušās, un nākamais darbkārtības punkts ir debats ar Somijas premjerministru par Eiropas nākotni. Tagad būs neliels pārtraukums. Thank you. Pirmkārt, es gribētu pateikties Somijas premjeram par ierašanos. Liels paldies! Mums uh, ir svarīgi uzklausīt dažādās, uh, dažādo valstu pozīcijas par Eiropas uh, Savienības nākotni. Eiropas parlamentam ir divas, trīs, četras galvenās prioritātes. Mēs vēlamies vairāk pilnvaras Eiropas parlamentam. Mēs vēlamies uh, vairāk Eiropas un nevis mazāk Eiropas. Mēs vēlamies stiprināt uh, Eiropu un nevis to graut. Par DFS, jeb daudzgadu finanšu schēmu, mēs uh, vēlamies uh, to mainīt no 1,1 līdz uz 1,3. Mēs atbalstām pašus resursus, un imigrācija arī ir svarīgs jautājums Eiropas parlamentam. Uh, Eiropas parlaments apstiprināja eh, Dublinas noteikumu reformu. Mēs eh, vēlamies, eh, lai tagad padome pieņemtu lēmumu šajā jautājumā. Vakar un šodien debušu centrā ir divi svarīgi jautājumi - Brexits un Venecuēla. Tie ir svarīgi jautājumi, un jūsu idejas par Eiropas Savienības nākotni Mēs zinām, kāda ir komisijas pozīcija, mē, ir arī Eiropas parlamenta pozīcija un dažādu dalībvalstu pozīcijas, un tagad ir svarīgi uzklausīt, kāda ir Somijas pozīcija. Lūdzu, premjerkungs, jums vārds. Pardon. Vi ricordo che vi potete registrare per il catch the Vai es varētu lūdzu jūs atgādināt, ka tagad ir īstais laiks pieteikties uz brīvā mikrofona procedūru, kas sekos eh, tātad eh, um, šim un pēc tam. Parlament. Prieksēdētāja kungs, komisijas prieksēdētāja kungs, Eiroparlamentārieši. Es eh, pavisam nesen viesojos Somijas ziemeļos. Es eh, pēdējā nedēļas nogalē tur biju, un eh, temperatūra bija mīnus 30 grādi un sniegs. Līdz ar to es piedzīvoju īstenu ziemu. Man ir ārkārtīgi liels prieks šodien uzstāties Eiropas parlamentā. Eiropas parlaments pēdējos ļoti ārkārtējos apstākļos ir strādājis īpaši labi. Diskusijas par Eiropas nākotni ir svarīgas divu iemeslu dēļ. Vispirms mums ir jāizpilda Romas deklarācijā rakstītais, mums ir jādiskutē par to, kā sasniegt pietiekamu vienotību lēmumu pieņemšanā un to īstenošanā. Un otrkārt, mums ir jādebatē arī par to, kādas ir prioritātes dažādās dalību valstīs un, protams, arī budžetā. Eiropas eh, Savienība sadarbojas arī ar trešajām valstīm. Es eh, atceros, ka 30 gadu vecumā es eh, ceļoju kopā ar lielas Francijas firmas rīkotāju direktoru. Sieva man bija iedavusi ceļvedi, ko viņa bija um, paņēmu uz bibliotēkā, un šajā ceļvedībā ir rakstīts, ka nekad francūzim nevajag jautāt neko par viņa ģimeni. Kad mēs ieradāmies uz vakariņām, izpildirektors tajās bija kopā ar savu sievu un meitu, un viņa pirmais jautājums man bija - pastāstiet lūdzu par savu ģimeni. Un tad man tappa skaidrs, ka mums Eiropiešiem ir vairāk kopīga, nekā mēs šat tad domājam. Jau pagājušā gadsimta 20. gados Somijas centra partijas ideoloģiskais tēvs Santeri Alkio teica, ka, lai Eiropā nodrošinātu mieru, vajadzētu izveidot ko līdzīgu Eiropas eh, Savienotajām valstīm. Viņš pat eh, sapņoja par kopīgu vienotu valotu. Tas, ka mēs esam izvēlējušies starptautisku sadarbību, tas, ka mēs vēlamies stiprināt mieru un vēlamies būt vadošais spēks pasaulē, tas ir svarīgi arī Somijai. Dargie draugi, pēdējos gados mums smagu mācību ir devis populismu vilnis Eiropā. Un šobrīd jau ir skaidri redzams, kurp noved sarežģītu situāciju risināšanu ar vulgāriem paņēmieniem. Un neviens par to neuzņems atbildību. Mēs eh, redzam, kas notiek apvienotajā karalistē, un rezultāti ir samērā traki. Eh, pie tam Brexits jau nav vienīgais populisma piemērs. Sieviešu tiesības, preses brīvība. Šādi jaunumi un eh, laikrakstu virsraksti. Mēs nevēlamies tādus redzēt un arī nevarējām sagaidīt, ka 21. gadsimtā ko tādu piedzīvosim. Mūsu kopī, kopīgās vērtības ārpolitikā, kā tad īstenot tās, ja mēs nevaram sakārtot paši savu telpu? Tādas mūsu kopīgās vērtības kā demokrātija un tiesiskums brīvības, drošība, labklājība. Visām šīm vērtībām vajadzētu vienot dalību valstis. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi pārvarēt iekšējās šķelšanās un kompromisus, tomēr mēs nedrīkstam pieļaut tiesiskumu izpildē. Somija atbalsta daudzgadu finanšu plāna priekšlikumu, ko šobrīd ir sagatavojusi Somija, ko šobrīd ir sagatavojusi komisija, atvainojos. Prieksēdētāja kungs, godātie parlamenta deputāti, Vissvarīgākie stūrakmeņi, ko Somija piedāvā Eiropas Savienības nākotnei un monetārās savienības veidošanai. Vissvarīgākais ir īstenot to, par ko jau esam vienojušies iepriekšējos gados - īstenot likumus. Mēs eh, iestājāmies par Eiropas Savienību, tādu savienību, kas eh, rīkotos un tādējādi iegūtu iedzīvotāju uzticēšanos. Jau 15. E, gadā, kad e, sāk strādāt mana valdība, Somijā e, budžeta iztrūkums bija pāri par 3,5% no IKP. Mēs īstenojām pietiekami spēcīgas reformas, uzlabojām sociālo situāciju, īstenojām veselības reformu un uh, Iekšēji mēs veicām iekšējo devaluāciju 4% apmērā, kas veicināja nodarbinātību. Mēs e, iesaldējām algas un mēs pagarinājām darba gadu par 24 stundām, kā arī strādājām pie sociālās e, drošības palielināšanas strādājošajiem. Jūs jau varat iedomāties, ka šie pasākumi nebija īpaši populāri Somijā, un tomēr ir pagājuši trīs gadi, budžeta deficīts ir stabils un nodarbinātība ir augstākā pēdējo 30 gadu laikā. Ar to gribēju pateikt, ka eh, šādu problēmu risināšana palielinot Eiropas solidaritāti, mums nav pieņemama. Mēs iestājāmies par katras valsts salīdzvarotu budžetu un ļoti zemu ārējo parādu. Atceroties šos gadus, es vēlētos citēt Žana Kloda Junkera teikto. Mēs visi zinām, ko darīt, bet neviens nezin, ko darīt, lai pēc tam taptu vēlreiz pārvēlēti. Redzēsim, vai mani pārvēlēs Somijā aprīlī paredzētajās vēlēšanās. Es tikai vēlējos pateikt, ka neskatoties uz riskiem, dalību valstīm vajadzētu pieņemt tādus lēmumus, ko tās ir spējīgas īstenot, drosmīgi īstenot. Jo īstenošana ir vislabākais, kā varam risināt patreizējo nedrošību. Mums ir nepieciešams īstenot vienotā tirgus e, idejas un arī zinātnes un pētniecības politikas idejas. Mums ir nepieciešams stiprināt iekšējās un ārējās drošības politikas jomas īstenot migrācijas politiku un īstenot klimata politiku. Labāka īstenošana ir labākais e, rīks, ko varam likt pretim populismam, un kā palielināt iedzīvotāju uzticēšanos Eiropas Savienībai. Dāmas un kungi, gada otrajā pusē Somija pārņēmis Eiropas Savienības prezidentūras grožus, un tagad vēlētos ieskicēt pāris jomas, kuras Somija īsten, īstenos kā prioritāras prezidentūras laikā. Visi tie ir jautājumi, kuros ir nepieciešama ciešāka sadarbība Eiropas Savienības līmenī un arī, protams, izpilde. Vispirms vēlos sākt ar daudzgadu finanšu plānu. Tas eh, pilnīgi noteikti daudzām Eiropas Savienības politikām būs galvenais rīks. Somijas prāt vispārējām eh, daudzgada finanšu plāna apjomam ir jāsaglabājas pēc iespējas patreizējā līmenī. Un šeit ir jāpieņem lēmumu Eiropas Savienības eh, līmenī. Tādas jomas kā migrācija, drošība, vienotais tirgus, inovācijas, digitalizācija un klimats. Mēs saprotam, ka ir nepieciešams piešķirt adekvātus līdzekļus lauka attīstībai. Kopējā lauksaimniecības politika palīdz nodrošināt veselīgu pārtiku visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Mums ir jānodrošina, lai zemniekiem būtu adekvāts dzīves līmenis, un viņi varētu ražot drošu pārtiku. Vienlaicīgi kohēzijas politika veicina lielāku homogenitāti starp dalību valstīm. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies rast adekvātus kompromisus starp tradicionālām tautsēmniecības nozarēm un jauniem izaicinājumiem. Otrakārt, mums ir nepieciešama migrācijas politika, ļoti plašā risinājuma klāstā. Vispirms eh, mums ir jācīnās daudz efektīvāk pret migrācijas cēloņiem. Vēl bez attīstības palīdzības un humanitārās palīdzības ir nepieciešama tirzniecības saiknes un investīcijas, lai uz vietas radītu darba vietas un ilgtspējīgu attīstību mums eh, ir jāizveido arī adekvātāka atpakaļ atgriešanas politika. Iekšējie migrācijas aspekti ir mūsu pašrokās. Mums ir vairāk jārunā par tiešu atpakaļ nosūtīšanu no bēgļu nometnēm. Tas nozīmē, ka mums ir jāveido labāka robežu kontroli uz Eiropas ārējām robežām, jo tas samazinās cilvēktirzniecības iespējas. Un Noteikti mums ir jārisina arī ļoti sarežģīti un samežģīti politiski jautājumi, kā piemēram palīdzības mehānisms tādās krīzes situācijās, kādu piedzīvojām 15. gadā. Treškārt, drošības un aizsardzības sadarbība. Svarīgi, lai mēs eh, to stiprinātu. Somija jau kādu laiku aktīvi iestājas, ka mums ir jāvirzās uz priekšu drošības un aizsardzības sadarbībā. Šo ideju atbalsta arī Francija. Tas, ka tiks dibināts Eiropas aizsardzības fonds un PESCO darbība, ir soļi pareizajā virzienā. Tagad mums vajadzētu vairāk uzmanību koncentrēt uz rezultātu sasniegšanu un iedibināto rīku labāku izmantošanu. Eiropas Savienībai, Eiropas Savienībai ir vairāk jādara arī hibrīda drošības veicināšanā, un Eiropas hibrīda drošības centrs, kas atrodas Helsinkos, strādā pie šiem jautājumiem. Es vēlētos pateikties 19 eh, valstīm, kuras eh, ir piedalījušās šā centra izveidē, no kurām 16 ir Eiropas Savienības dalība valsts. Paldies! Ceturtais. Mums ir jāuzlabo iekšējā tirgus funkcionēšana. Mums ir labākais vienotais tirgus pasaulē. Vēl bez eh, tirzniecības veicināšanas un inovāciju atbalstas vienotais tirgus ir labs rīks, kā radīt jaunas darba vietas. Mēs esam ļoti daudz panākuši pakalpojumu un digitālo produktu piedāvājumā. Uzlabot situāciju ir visu mūsu spēkos, bet eh, es mudinātu visus pieņemt tos 35 priekšlikumus, par kuriem joprojām norit diskusijas. Raugoties nākotnē, es tiešām ceru, ka nākamā komisija izvēlēsies holistiskāku skatījumu uz vienoto tīrgu, kurā uzsvars tiks likts uz digitalizāciju, rūpniecisko politiku un ārējās konkurētspējas palielināšanu. Citu starpā būtu jārunā arī par datu mobilitāti un mākslīgo intelektu ir ļoti svarīgi veicināt Eiropas Savienības konkurētspēju, un to varam panākt, eh, stiprinot Eiropas sociālo pilāru. Piemēram, būtu vairāk jāveicina privātās un darba dzīves savienošana un izglītības līmenis. Piektais Svarīgs jautājums ir arī tirzniecības politika, kas veicinātu Eiropas Savienības konkurētspēju un jaunu darba vietu radīšanu. Es e, apsveicu jaunos noslēgtos tirzniecības līgumus, īpaši tiešām pēdējā laikā noslēgtos ar Japānu, Vietnamu, Singapūru, Meksiku un Kanādu un vēlos, lai tie tirzniecības nolīgumi, kur šobrīd ir diskusija procesā, pēc iespējas ātrāk tiktu pabeigti. Tomēr mēs eh, nedrīkstam pieļaut, ka lielie tirznieciskie spēlētāji pasaulē ceļ sienas. Tas nevienam nenāk par labu. Mums ir jādarbojas tam pret. Un tomēr tirzniecībā ir noteikumi, un tie ir jārespektē visiem, par to arī iestāsimies. Un visbeidzot, Eiropas Savienībai ir jābūt vadošajai klimata izmaiņu apkarošanā. Klimata izmaiņu konference vēlreiz mums atgādināja, ka, lai cilvēks uz zemeslodes izdzīvot, mums ir nepieciešams apturēt klimata izmaiņas. Pie tam es uzskatu, ka klimata izmaiņas ir ne tikai drauds, bet arī sniedz veselu virkni iespēju. Pēc izglītības esmu inženieris un esmu mācīts vienmēr rast risinājumus. Es esmu pārliecināts, ka risinājums būtu zemoglekļa risinājumi, un Eiropas Savienība ir vadošajās pozīcijās, lai piedāvātu jaunas klimata tehnoloģijas un ambiciozus risinājumus. Mums ir nepieciešami pasākumi trīs jomās - CO2 emisiju samazināšana, oglekļa saistīšana un jaunās tehnoloģijas. Pagājušajā nedēļā Helsinkos notika Ziemeļvalstu klimata konference, un Ziemeļvalsts apņēmās palielināt savas ar klimatu saistītās ambīcijas jau šogad. Ziemeļvalstis vēlas ierobežot globālo sasilšanu 1,5 grādu, 1,5 grādu robežās. Vēl bez tam arī Somijas parlamentā diskusijās izkristalizējās, ka Eiropas Savienībai vajadzētu līdz 2050. gadam panākt eh, oglekļa neutralitāti. Mēs esam izvirzījuši emisiju samazināšanas mērķus 30. gadam vismaz 55% apmērā, salīdzinot ar 90. gadu. Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēma ir viena no efektīvākajām sistēmām, kā samazināt siltumnīca efekta gāzu emisijas. Somija šo sistēmu apsveic, un mēs vēlamies, lai tas pēc iespējas ātrāk un efektīvāk arī visiem palīdzētu doties uz oglekļa neitrālu ekonomiku. Mēs vēlamies, lai jauni sektori, tādi kā ēku apsildīšana un uh, un gaisa kondicionēšana arī tiktu iekļauti ETS. Vēl bez tam mūsu prioritātes būs aprites ekonomika un bioekonomika. Bioekonomika ir strauji attīstošās joma. Mana uh, valdība ir nolēmusi mazo dāvaniņu, ko, eh, viena, ko ik viena prezidentūra visiem dod, neizmantot un šo naudu izmantot citiem klimata eh, uzlabošanas mērķiem. Otrais eh, mums ir jāveicina oglekli absorbējoša ekosistēma izveidošana. Es biju pārsteigts, cik ļoti daudz lauksaimniecībā izmantojamā zeme var saistīt eh, oglekli, ja mēs, izman, ja mēs izmainītu šo zemju apsaimniekošanu. Eh, mums Eiropā ir simts oglekļa saistas zemnieki, ja viņus par tādiem varētu saukt, kur izmanto jaunas lauksaimniecības eh, metodas CO2 saistīšanai. Mums ir nepieciešams arī vairāk stādīt mežu. Piemēram, Āfrikā ik gadu tiek izcirsti vai citādi zaudēti 2 miljoni hektāru mežu. Tā ir Slovenijas teritorija salīdzinoši. Un arī pārtiks un lauksaimniecības organizācijas ANO ziņojumā ir teikts, ka e, klimata izmaiņu apkarošanas risinājumu meklēšanā vairāk tomēr vajadzētu arī risinājums meklēt mežos. Somija ir ieteikusi izveidot Eiropas Savienības Āfrikas mežu fondu, un tādējādi investīcijas mežu stādīšanā samazinātu negatīvās klimata izmaiņas Āfrikā. Visbeidzot, jaunās tehnoloģijas Šobrīd mums ir pieejams tehnisks risinājums saistīt CO2 un pārvērst to citos produktos. Eiropas Savienībā ir nepieciešams vairāk investēt izpētē un izmantot tehnoloģiskos un inovatīvos risinājumus. Mēs uzskatām, ka jauni radoši risinājumi un domāšana ārpus ierastā varētu palīdzēt klimata risinājumu meklēšanā. Es domāju, ka mums ir jādara vairāk un jādara naskāk. Mums ir jāsamazina CO2 izmeši, jāpalielina oglekļa absorbējoša ekosistēma teritorijas un jāizmanto jaunās tehnoloģijas. Godātie Eiropieši! Pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām Eiropas padomē būs jāvienojas par ļoti ambiciozu un plašu stratēģisko darba kārtību. Vēl bez klimata izmaiņām mums daudz vairāk ir jārunā par ekonomisko izaugsmu un drošību, un, protams, tiesiskuma jautājumi būs darba kārtībā paliekoši. Es vēlētos, lai Eiropas Savienība darbotos ciešāk, darbotos ciešāk konkrētā rīcībā un lai uzņemtos atbildību, kur tā tai piekrīt. Tas nozīmē, ka mums katram un ikvienam ir jāuzņemas atbildība par mums pašiem, par tiem, kas mums ir tuvu apkārt, bet, protams, arī par mūsu valstu, Eiropu un planētu. Atcerēsimies, ka mēs visi vēlamies, lai nākamajām paudzēm dzīve būtu labāka un zeme tīrāka. Mūsu paša dēļ un mūsu kopīgās nākotnes dēļ mums ir nepieciešama vienotāka Eiropas Savienība. Es atkal un atkal atkārtoju, ka svarīga ir līdzība. Tāpēc es saku, ka rīku ir tik daudz, bet to izmantošana un realizēšana dzīvē dažkārt pieklibo. Demokrātiskie spēki Eiropā uzvarēs, bet tam ir nepieciešama iedzīvotāju uzticēšanās, un tam savukārt ir nepieciešama rīcība. Kā šeit, tā arī mūsu katra mājās. Paldies! Thank you very much, Prime Minister. Liels paldies! Uh, uh premjerministram Sipelē kungam Eiropas parlamentā. Nākamais runātājs Žans Klauds Junkers, Eiropas komisijas priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja kungs, premjerministra kungs, dāmas un kungi deputāti. Mēs esam ļoti gandarīti Jurki un es šeit būtu kopā ar Somijas premjerministru Juhu 1995. gadā Somija e, iestājās Eiropas Savienībā un nejaušības dēļ arī es kļuvu par premjerministru un kopš tiem laikiem Eiropa ļoti veiksmīgi darbojas un es vienmēr esmu ar, gandarī, ar gandarījumu redzējis, ka Somija kopš pirmās iestājas dienas rīkojas tā, tā kā tā būtu dibinātāja valsts. Tā it kā Somija vienmēr būtu bijusi. Uh, jau Eiropas Savienībā, un dažas dibinātāja valsts varētu ņemt piemēru no Somijas un izturēties tieši tāpat. Somija kopš tās dalības Eiropas Savienībā ir uh, vienmēr mācījusi uzklausīt, un uh, tās valdības uh, māk uzklausīt, māk ieklausīties. Somija arī eh, dzird, ko uzklausa un pārvērš uh, uh, ie, to iesaistot savās uh, politikās. Es sāku ar Pāvo Lipo, uh, strādāju kopā ar manu draugu Jurki un tagad ar uh, tevi kopā un arī ar uh, Pāvo strādāju kopā trīs premjerministri, kas ļoti intensīvi strādā un sadarbojas ar komisiju. Tas nenotiek bieži, bet tas ir ļoti liederīgi. Trešā Somijas prezidentūra arī vairs nav vairs kalniem, un tā būs īpaša prezidentūra, jo tā darbosies pēc Eiropas vēlēšanām Un uh, pirms jaunā komisijas un padomas uh, priekšsēdāja iecelšanas un pirms uh, Eiropas centrālās bankas uh, prezidenta iecelšanas tas būs uh, tāds darba periods, kas uh, būs ļoti uh, intensīvs uh, un nozīmīgs Eiropas uh, Savienībai. Somija ļoti veiksmīgi strādājusi savu uh, iepriekšējo divu prezidentūru laikā. Ja mēs runājam par attiecībām starp Somiju un komisiju, tad šīs attiecības ir um, vislabākajā uh, stāvoklī. Mēs uh, strādājam balstoties uz dziļu uzticību. Tā tas bija uh, toreiz, kad veidojām drošības un aizsardzības mehānismu. Tas ir sakāms arī par enerģijas un klimata jautājumiem, un tas ir sakāms arī tad, kad runājam par uh, infrastruktūras un uh, dziļiem lieliem projektiem Somijā. Komisijas vārdā es gribētu izmantot uh, Somijas uh, prezidentu, lai uh, virzītos uz priekšu. Uh, jārunā arī par uh, arktisko uh, reģionu Un šajā kontekstā ir ļoti nozīmīgs temperatūras paaugstinājums pasaulē. Somija pat laban ir uzņēmis Arktiskās padomas uh, priekšsēdētāja pienākums uh, novembrī viesojoties Somijā. Diskutēju arī šo domu uh, Somijas uh, prezidentūras laikā sasaukt uh, Arktikas valstu padomu. Mēs esam uh, pārliecināti, ka Šis reģions uh, ir ļoti nozīmīgs un būs uh, Eiropas darba kārtības galvgalā. Taču Somijas prezidentūra arī ļoti aktīvi varētu strādāt citos jautājumos, piemēram, uh, ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanas jautājumu varētu tikt risināt Somijas uh, prezidentūras laikā. Banku savienība uh, un uh, tās izveidas darba pabeigšana. Somijas prezidentūras laikā un uzdevuma galvgalā, protams, ir vidējās finanšu schēmas izveida. Tas ir ļoti nozīmīgs darbs, un Somijas prezidentūras laikā komisija pilnībā var balstīties uz komisijas atbalstu, runājot par progresu, kas ir iespējams un ko varam sasniegt, tā lai padoma šī gada oktobrī varētu to pieņemt. Tātad daudzgadu finanšu schēma jāpieņem šogad citādi zaudēsim ļoti vērtīgo laiku programmu izstā, izstrādei, pilnveidošanai un īstenošanai. Un es būtu arī pateicīgs Somijas prezidentūrai, ja daudzgadu finanšu uh, schēmas ietvaros un arī padziļinot ekonomikas un monetāro savienību, tā a, saglabātu komisijas priekšlikumus, kas a, iesaka struktūru reformu, stiprināšanas un stabilitātes instrumentu izveidot labāku, lai varētu labāk pretoties ārējiem izaicinājumiem. Pēdējā Eiro padoma nu tik ļoti uh, Uh, piesardzīgi, burtiski tā kā tāds ēdzis tuvinājās šiem jautājumiem. Taču cilvēki tiešām gaida, uh, ka mēs veidosim ekonomikas monetārajo savienību tik spēcīgu, lai tā būtu rīcība spējīgāka krīzes laikā nekā iepriekšējās krīzes laikā. Un gribu teikt paldies Somijas valdībai par to, ka tā ir uh, arī Viena no tām, kas Eiropas investīcijas plānu, ko Jurki un es kopā izstrādājām, ir uh, pildījusi ar vislielāko uh, uzmanību. 8 miljārdi eiro investīciju tika izmantot Somijā šī uh, plāna ietvaros, un būtu labi, ja visi tādas rezultātas sasniegti. Es uh, tev, Juha, vēlu visu to labāko aprīlī visu to labo, ko Somijas prezidentūras laikā un turpini tāpat uh, uh, darboties. Lai veicas! Ci sono altri parlamentari che vogliono registrarsi per il Catch the Eye. Ja ir vēl kāds parlamenta deputāts, kas vēlas pieteikties brīvā mikrofona procedūrā, viņiem to vajadzētu darīt uzreiz, jo drīz slēgsim. Uh, šo elektronisko pieteikšanos brīvā mikrofona procedūrai. Nākamais runātājs ir priekšsēdētājs ETP eh, e grupā Vēberkungs. Eh, Paldies, ko, eh, priekšsēdētāja kungs, premjerkungs, komisāra priekšsēdētāja kungs. Jūs esat šeit izšķirīgā laikā, sveicu jūs šeit. Aprīlī jums būs vēlēšanas un maijā Eiropas vēlēšanas, tātad mūs sagaida demokrātiska sacensība turpmākajos mēnešos. Es ar to sāku, jo Helsinki mūsu partijai ir ļoti svarīga vieta šajā kongresā, kas mums tur bija, man izvirzīja par mūsu partijas kandidātu, un mēs uh, darām tā, kā cilvēki arī sagaida, ka mēs uh, um, sacenšamies, un tad cilvēki var izvēlēties, kurā virzienā mums doties. Um, Eiropas demokrātijas principi būs arī uh, turpmāko mēnešu centrā. Gribu dalīties ar jums. Uh, dažos uh, jautājumos, kurus jūs arī pieminējāt savā runā. Pirmkārt, no ETP puses pilnībā atbalstu visu, ko jūs teicāt par te finanšu disciplīnu. Tas izklausās tehniski um, biznesa un tirgus orientēti, bet uh, tas ir pilnīgi noteikti mūsu bērnu interesēs. Ilgtspējība ir galvenais vārds, kad mēs runājam par finanšu disciplīnu, un jums vienmēr nacionāla līmenī būs ETP un uh, arī Eiropas līmenī Jirki arī strādā ar mums šajā jautājumā, lai panāktu ilgtspējību, jo tas ir svarīgi nākotnē. Otrais punkts, ko gribu minēt par uh, jūsu teikto par DFS, šeit ļaujiet man būt nedaudz kritiskam. Jūs uh, sākāt uh, runājot par DFS, par daudzgad finanšu schēmu, ar to, ka jāfiksē naudas apjoms. Tas ir tas, ko mēs vienmēr eh, dzirdam um, no nacionālajiem līderiem. Es domāju, ka tas nav pareizais jautājums. Mums ir jādomā, kāda ir mūsu uzdevuma, kāds ir pieprasījums Eiropas Savienībā. Mēs dzirdam no daudziem līderiem, ka vajadzētu fiksēt uh, naudu, bet mums ir jādara kaut kas kiberdrošības jautājumos, jo nodrošina uh, eh, robežas un jāveic inovācijas Eiropas Savienībā. Tātad, ja tās ir Eiropas prasības uzdevumi, uh, tad eh, dalībvalstīm arī jāpiedāvā eh, godīgs, pienācīgs finansējums. Eh, mums ir jārisina šie te uzdevumi, kas ir visi mūsu kopīgi uzdevumi. Tātad vispirms ir jārunā par vajadzībām. Un trešais punkts, ko savā īsajā uzrunā gribu minēt, droši vien ir vislielākais izcinājums mums visiem. Tie ir 35 tūkstoši skolēnu, uh, um, par to demonstrēja pēdējās nedēļās uh, Eiropā. Uh, Pāvests uh, to sauc par uh, mūsu laiku slimību. Um, tās ir klimata pārmaiņas, to jūs arī pieminējat. Es gribu šeit tikai uzsvērt to, uh, kā mums tuvoties uh, šim te klimata pārmaiņu izaicinājumam. Kāda ir principi? Viens princips ir klimata pārmaiņu risinājums. Risinājums uh, nav aizliegt lietas eh, un atteikties no kaut kā. Nevaram teikt eh, um, pilsoņiem, ka viņi vairs nevar doties brīvdienās uz Maljorku, jo ir pārāk daudz izmešu, ja viņi lidos uz turieni. Es domāju, ka tā nav nākotne. Nākotne ir tīras līdmašīnas, tātad inovācijas ir šeit atslēga. Tas ir tas, kas mums ir jādara, un mēs nevaram pateikt jaunatīstības valstīm un ekonomikām pasaulē, ka viņiem ir jāpārstāja izaugsme, ka viņi vairs nedrīkst attīstīties. Tā nevar būt atbilde. Atbilde ir, mēs, Eiropieši, varam sniegt attīstības valstīm tehnoloģijas, lai viņi varētu nodrošināt izaugsmi, nekaitējot klimatam. Inovācijas, mūsuprāt, ir galvenais princips. Otrais punkts ir. Eh, CO2 jomā, ko gribu uzsvērt, ir tas, ka mums tas ir jādara kopā ar cilvēkiem, ar iedzīvotājiem. Viņiem ir jāatbalsta pārmaiņas. Un uh, autoražotāju nozarē ir daudzi, kas ir nobazījušies par izmaiņām. Jūs redzējāt eh, zelta no vestu demonstrācijas Francijā, un daudzi arī šajā zālē um, var domāt par augstākām uh, finanšu, uh, tātad augstākām enerģijas cenām. Daudz šeit to var atļauties, bet daudz cilvēki, ikdienas cilvēki nevar to atļauties, un tāpēc mums ir um, klimata pārmaiņu risināšanas kontekstā jāuzmanās, lai nebūtu tik daudz zaudētāju. Mums ir uh, jāstrādā kopā. Uh, Um, pie klimata pārmaiņām, mēs esam spēcīgi, mēs panācām Parīzes vienošanos, mēs panācām CO2 emisiju samazinājumu automašīnām, mēs uh, uzņemamies šo te cīņu pret uh, CO2 izmešiem globālā mērogā, un mēs varam parādīt mūsu pilsoņiem, ka kopā mēs daudz varam sasniegt. Lielas paldies! Nākamais ir Kofoda kungs, eh, sociāla demokrāta grupas vārdā. Lūdzu, jums vārds. Kitos puhesta, eh, premjerministra Sipela. Paldies, eh, premjerministra kungs. Jūsu valsts ir līderi daudzās jomās - dzimumlīdzība, sociālais progress, tīra enerģija. Es domāju, ka Transparency International arī uh, uzsvēra to, cik caurskatām ir šī valsts. Un eh, laimes indeks eh, arī Somija tur ir pirmajā vietā. Es esmu no Dānijas. Un varbūt esmu nedaudz vīlies, ka jūs tagad ieņemat šo pirmo vietu, kas kādreiz bija mums, bet, nu, apsveicu jūs ar šo uh, rekordu. Somija skaidri parāda, ka mazas valstis var būt pirmajās rindās pasaulē. Bet, premjerministra kungs, jūsu runā par labāku ieviešanu jūs nepieminējāt to, ka vēlaties īstenot sociālas pārmaiņas Eiropā. Kur ir jūsu ambīcijas padarīt Eiropas Savienību par uh, pasaules līderi sociālo pārmaiņu jomā, lai iekļautu visus cilvēkus? Kāpēc jūs nevēlaties uzlabot pilsoņu dzīvi? Ko jūs mums uh, šodien prezentējāt? um, bija tādi kā vakardienas neoliberāļu saukļi, kas noveda pie šīs dziļās krīzes Eiropā sociālo jomā. Mums sociāldemokrātiem ir ambīcijas Eiropai. Mēs dzīvojam laikā, kad mūsu zeme, mūsu um, pamats uh, saskars ar uzbrukumu no klimata pārmaiņām. Um, ūdens, uh, gaiss, uh, mūsu uh, ražas. Mūsu pienākums ir to visu aizsargāt, bet mūsu pilsoņi. Uh, Un uh, strādājošie ir noguruši no tā, ka viņiem kā vienīgajiem jāmaksā par šo progresu. Mēs redzam, ka ir daudz piesārņojuma, uh, uz mūsu zemes. Eh, daudz starptautiskie uzņēmumi to pie tā ir vainīgi, un viņi nemaksā te pašā laikā tik daudz nodokļus. Mums ir jāpanāk, lai tas mainītos, mums jāpanāk eh, patiesa stabilitātes un izaugsmas pakts Eiropai. Tāpēc mēs esam izstrādājuši plānu, kā pāriet uz tādu ilgtspējīgāku dzīves un darba veidu, lai panāktu sociālo progresu cilvēkiem un panāktu taisnīgu progresu un uh, pārmaiņas. Uh, Um, es šodien aicinu Somiju pievienoties mums šajā tik svarīgajā uh, cīņā. Mums, kā Eiropiešiem, ir uh, jāveido globalizācija. Mēs nedrīkstam būt uh, noteikumu pieņēmēji. Mums ir jāveido šis process, ir pieaugusi nevienliedzība, elišu um, alkatības dēļ, un vienīgais veids, kā to risināt, ir beidzot uh, paredzēt labas algas, labus darba apstākļus, sakārtot nodokļu sistēmu, sociālo pīlāru jūs nepieminējāt, Uh, mēs tik ļoti cīnījāmies šeit, lai to pieņemtu Eiropas Savienībā. Premjerministra kungs, uh, godīgi nodokļi ir pamats uh, Eiropas labklājības valstīm, kā Ziemeļvalstīm un pilsoņu uzticībai valdībām, bet vai jūs vēlties tiešām mums pievienoties šajā cīņā par nu, godīgu nodokļiem? Ričards Mērfijs pagājušajā nedēļā parādīja, ka Tie ir 825 miljārdi eiro, tas ir nodokļu iztrūkums Eiropā. Un mūsu grupa ir um, pirmajās rindās cīnoties pret uh, nodokļu nemaksāšanu un krāpšanos ar nodokļiem. Mēs aicinām striktākus kritērijus. Uh, um, nodokļu paradīžu sarakstam, lai iznīdētu nodokļu oāzes šeit Eiropā. Daudz no Eh, cilvēkiem nesaprot, kāpēc mums kā pilsoņiem ir jāmaksā augsts nodokļi, kamēr startautiskie internetu uzņēmumi kā Google un Facebook maksā ļoti zemus nodokļus. Tas nav godīgi, taisnīgi, premjerministrs kungs. Mums ir jāsaglabā, jāaizsargā mūsu labklājības valsts, mums jācīnās ne tikai par brīvu, bet arī taisnīgi, godīgi konkurence visiem pilsoņiem, kas mūsdienās maksā par šo nodokļu nemaksāšanu. Ja mēs to sasniegsim, premjerministra kungs, tad jūsu nesenais projekts Somijā slimnīca un veselības aprūpas privatizācija no tā varēja uh, izvēlēties, bet uh, izvairīties un valsts aprūpi veselības jomā varēja uzlabot. Ir pienācis laiks uh, veidot Eiropu visiem iedzīvotājiem, neatstājot nevienu novārto. Uh, premjerministra kungs, mēs redzam, ka ir spēki, kas grib to sagraut, bet mums ir vajadzīgas šīs radikālās pārmaiņas uz ilgspējīgāku ekonomiku, sabiedrību. Mēs kā sociāldemokrāti par to cīnāmies Eiropā, un mēs ceram, ka arī liberāļi un citi progresīvie spēki Eiropā pievienosies šai cīņai. Labāks paldies, un tagad ECR grupas vārdā dodu vārdu Rohainens Lerners kundzei. Lūdzu. Kītos. Paldies, prieksēdētāji, un sveicināt Eiropas parlamentā premjerministra Sipila. Protams, mūsu kopīgs mērķis Eiropas Savienībā ir Eiropas iedzīvotāju labklājības palielināšana. Tāpēc es vēlētos savā runā konkrēti runāt par to, kas būtu jādara migrācijas, drošības, nodokļu izvairas un trauksmes cēlāju aizsardzības jomā. Premjerministrs Sipile, 15. gada rudenī jūs eh, publiski piedāvājāt savu fantastisko deviņu guļamistabu villu bēgļiem, kas ierodas Somijā. Šī ziņa izplatījās arī Arābu valstīs plašsaziņas līdzekļos, kas strauji palielināja bēgļu skaitu Somijā. Vairāki duči irākieši, visi jauni vīrieši, ierodoties Somijā, teica, ka viņi ir ieradušies tikai tāpēc, lai gulētu šajās guļamistabās. Jūsu izsludinātais paziņojums rādīja arī to, ka var dabūt veselības aprūpi bez maksas, runāja par to, ka Somijā ir tīrs ūdens un brīnišķīga daba, kā arī brīnišķīgas un skaistas sievietes, kuras Al-Arabija plasaziņas līdzeklis raksturoja kā tādas ar gaišiem matiem, zilām acīm un zobiem kā spožām pērlēm. Premjerministra kungs, jūsu sirsnīgais aicinājums ir darbojies kā pievalkošs spēks, par kuru mēs maksājam, citu starpā ar pret sievietēm un bērniem vērstu seksuālu vardarbību Somijā. Vēl bez tam Somu sajūta par drošību savā valstī ir strauji samazinājusies. Premjerministrs Sipila, vai jūs atzīstat, ka jūsu viegprātīgā rīcība ir novedusi pie tā, ka Somijā ir ieradušies ļoti daudz cilvēku, kuriem nav nekāda pamata pieprasīt bēgļu status un kuriem nekad nevajadzēja ierasties Somijā? Migrantu izcelsmes valstu problēmas neatrisināsies, ja visi to iedzīvotāji pārviecosies uz Eiropu. Eiropa nevar turpināt strādāt par visas pasaules sociālo dienestu. Somijā pēdējā laikā ir daudz runāts par veco ļaužu aprūpas namiem. Ir bijis viens gadījums izskatīts tieši par veco ļaužu aprūpes nepietiekamību. Viens no veco ļaužu pansionātiem privāts uh, naudas taupīšanas nolūkos ir samazinājis apkalpojošo personālu tik ļoti, ka eh, veci, veci cilvēki mir šajā pansionātā. Vēl bez tam pansionāta īpašnieki naudu pārcēla uz Džersejas nodokļu paradīzi, un mums ir nepieciešama cīņa pret nodokļu izvairi. Protams, ir labi, ka šādi gadījumi parādās publiskajā telpā, ka par tiem runā. Mums vajadzētu izveidot tādu vidi, kurā trauksmes cēlāji, kuri ziņo gan par veco ļaužu aprūpes pārkāpumiem, gan par nodokļa izvairi. Ja šie gadījumi parādītos publiskajā telpā pēc iespējas agrāk, Trauksmes cēlājus nevajadzētu saukt pie tiesas, bet gan apgalvot. Apbalvot. Es esmu pārliecināts, ka tas nāktu visiem par labu. Es tiešām ceru, ka trauksmes cēlāju aizsardzība ir jāpasludina ar likumu visās Eiropas Savienības valstīs, arī Somijā. Paldies! Ora la parola al Presidente del gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali. Un tagad uh, Alde grupas priekšsādātais Ferhofstāta kungs. Premjerministra kungs, eh, līdzīgi kā Žanam Klodam Junkeram, eh, man kā premjeram arī sākums bija eh, Somijā. Pirmais samits bija Tamperē, un es atceros divas lietas no 99. kunga, kas bija 99. gada, kas bija um, samita ēdienkartē, bija Alnis vai Ziemeļbriedis, un uh, tad mums bija jālemj par um, patvērumu politiku un redzam, ka joprojām mums ir grūtības ar kopīgu patvērumu politiku. Bet man ir prieks, ka jūsu runā jūs sākāt ar uh, Santeri Alkio, kurš teica, un man ir viņa citāts. Nils, protams, man palīdzēja cilvēku ideja par nāciju līgu vajadzētu uh, pārņemt un īstenot. Uh, tie 20, 30 gadi, es nezinu, 90. gados jau šis fantastiskais projekts uh, tika piedāvāts, kas ir jāīsteno. Um, un jūsu runā um, gribu atsaukties uz trim punktiem, ko jūs minējāt, kas ir nepieciešami. Pirmkārt, par eirozonu un eirozonas pārvaldību. Uh, Es jums piekrītu, mums nav eh, jāreformē eirozona, lai aizstātu eh, to, tos mājasdarbus, kas eh, dalībvalstīm jādara ar jauniem instrumentiem. Tās ir dalībvalstis, kam ir jāpild savu mājasdarbi. Par to šeit nav runa. Vienota valoda, valūta, lai tā būtu pasaules līmeņa valūta, tā ir vajadzīga fiskālā kapacitāte. Uh, Un mums ir eh, jānodrošina, ka eiro tiek izmantots eh, um, pasaules līmenī, ir vajadzīga harmoniska izaugsme eirozonā, un, manuprāt, uh, instruments pret asumētiskiem šokiem ir nepieciešams, jo to visu nevar izdarīt tikai ar dalību valstu rīcību. Kaut kam kopīgam ir jābūt, lai to risinātu. Es jums piekrītu, bet uh, šīs lietas nav uh, pretstatā, manuprāt. Te nav pretrunu. Un otrkārt par vienoto tirgu. Jūs teicāt, mums ir vislabākais vienotais tirgus pasaulē. Es to nedaudz piekoriģēšu. Mums varētu, varētu būt labākais vienotais tirgus pasaulē. Un uh, tas mums ir jāpanāk jaunajās jomās - enerģija, kapitāls, digitālā joma. Un šeit ir uh, viens labs risinājums jārada, viens regulators Eiropas līmenī, un automātiski mēs redzēsim, ka parādīsies eh, vienotais tirgus eh, digitālajā enerģijas un kapitāla jomā. Un visbeidzot par aizsardzību. Lielākā izšķērdība šobrīd Eiropas Savienībā eh, šobrīd ir tas, ka nav patiesas Eiropas aizsardzības savienības. Mēs Eiropā Mums ir eh, trīsreiz lielāks eh, aizsardzības budžets Eiropā nekā Krieviem, bet es nedomāju, ka mēs spējam sev paši aizsargāt. Un tas ir tāpēc, ka mums ir dublēšanās 28 reizes, un tāpēc es ceru, ka Eiropas aizsardzības savienība būs viena no Somijas prezidentūras prioritātēm. Paldies! Thank you. Un tagad uh, zaļo grupas vārdā Askā Kellers kundze lūdzu. Premjerministra kungs, paldies par uh, šīm debatēm uh, par uh, Eiropas nākotni. Kamēr runājam uh, tūkstošiem bērnu uh, šeit Briselē un arī jaunieši uh, Somijā uh, dodas demokrācijās un uh, viņi parāda to, ka. Uh, Klimata jautājumi ir nozīmīgāki par pēļņu. Aicinu jūs, Somijas premjerministra kungs, uzklausīt šos jauniešus jautājumos par klimatu izmā, izglītību un jautājumiem, kas ir kopīgi Eiropas Savienībai. Par klimata aizstāvību runājot, Eiropas Savienībai ir milzīga atbildība. Mums jāuzņems šī loma. Esmu ļoti gandarīta par to, ka jūs pieminējāt šos jautājumus un pieminējāt ambiciozākus klimata mērķus, ka vēlties virzīties uz priekšu. Jūs uh, runājat arī par ogļieka saistīšanu un citiem jautājumiem. Somijai ir šī ļoti veiksmīgā pozīcija, ka tiešām tas ir uh, iespējams brīnišķīgie Somijas meži. Tā ir ļoti nozīmīga mantojuma daļa jūsu valstī. Somija e, ir pirmā valsts šo mežu veiksmīgākā apsaimniekošanā, bet daudz kas ir jādara. 27 miljonus tonu oglekļi tiek saistīti, e, izmantojot Somijas mežus, un mēs esam ļoti interesēti tos uzturēt un apsaimniekot ilgtermiņā. Bet atšķirībā no tā, ko jūs teicāt, jūsu valdība uh, plāno uh, mežu izciršanu, un tas nav ilgtspējīgs solis, un tas apdraud konfrontēs šo klimata krīzes apdraudēšanu. Es ceru, ka pēc jūsu ļoti labās runas šeit jūsu valdība mēģinās saglabāt šo lielo uh, mantojumu un tāpat arī turpināt strādāt pie uh, izmešu samazināšanas. Ja mēs runājam par uh, 2050. gada mērķi, uh, bezoglekļa e- ekonomiku, tad uh, ir nepieciešama vairāk mežu, un vairāk mežu ir jāstāda arī citās valstīs, un mūsu meži ir jāsaklabā. Esmu ļoti gandarīta par to, ka jūs runājat, ka jūs gribat ambiciozākus mērķus, mēs to absolūti atbalstām. Un arī uh, Ziemeļpadomē tas ir uh, skatīts jautājums, un jūs varētu to arī Eiropas Savienības padomē diskutēt ar jūsu. Uh, kolēģiem premjerministriem, tā būtu efektīva eh, darbība. Mūsu valstis, sabiedrības, ekonomika, dalība valstis, eh, eh, Eiropas Savienībā cerams, ka attīstīsies labāk. Izglītība ir ļoti nozīmīga daļa no sagatavošanās darba. Somija ir slavena ar savu edu izglītības sistēma visi dodas uz Somiju, lai mācītos un varētu to atkārtot. Bet liekas, ka tagadējā valdība a, samazina miljardu eiro. Un pētniecībai, apdraudot šos plānus, mums vajadzīga vairāk līdzekļu izglītībai, ne mazāk. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, runājot par DSF Eiropas līmenī. Eiropas Savienībai jāspēcina sociālā kohēzija un jādod pienesums tam, lai tas nāktu par labu visiem pilsoņiem, ne tikai tiem, kam ir labas saiknes ar uh, uzņēmumiem. Mums ir tik ļoti daudz uzdevumu, o, ko Eiropas Savienība visu laiku dod, mums ir nepieciešami ap, attiecīgi uh, resursi, un mēs neakceptēsim resursu samazinājumu mūsu uzdevumu uh, veikšanai, jo tikai tad varam efektīvi uh, pievērsties mūsu jautājumu risināšanai, ja ir pieniekams finansējums. Uh, Somijas premjerministra kungs, jūs runājāt par to, cik nozīmīgs ir tiesiskums un pieminējāt populismu briesmas. Piekrīt tam. Jums ir pieredze sadarbojoties ar labā spārna populistiem, un daži no uh, jums, jūsu sadarbības partneriem tādi ir. Es domāju, ka jūs pilnībā uh, apzināties mūsu kopējos izaicinājumus, mūsu uh, fra, kontinentā nacionālisti un uh, labējie spēki izplatās. E, Eiropas atbalstītāji ir nepieciešams, nepieciešami aktīvi darbi, lai parādītu, kur ir mūsu pārliecība un ka mūsu darbi uh, ir uh, nozīmīgi, ka mēs apņemamies uh, veidot kopā šo labāko nākotni. Uh, Tad, kad Somija uzņemsies prezidentūras uzņēmums vasarā, mēs ceram, ka jūsu valsts būs progresīvo spēku pusē, vedot mūs visus uz klimata atbildīgāku un efektīvāku Eiropas Savienību. Paldies! Paldies, un tagad goja grupas vārdā Silika Jotis kungam. Paldies! Premjerministra kungs, vēlētos jūs sveikt GOE grupas vārdā Eiropas parlamentā. Mēs eh, diskutējam par Eiropas Savienības nākotni, apsveicami, bet eh, šķiet, ka mēs visu laiku um, turpinam īstenot tādas politikas, kas padara cilvēkus nabadzīgākus un noplicina valstis. Mēs vēl, vēlamies vairāk militarizācijas arvien vairāk eh, politiskā elite flirtē ar rasisma un ksenofobijas tekstiem. Kas notiek ar vidi, kas notiek ar sociālo pilāru? Kaut vai pagājušā nedēļa vien Briselē desmitiem tūkstoši studējošo un strādājošo pieprasīja, lai tiktu mainīta klimata politika. Tas pats notiek arī Francijā. Strādājošie skaidri izrāda savu neapmierinātību un pat niknumu ar to, kas notiek politiskajā elitē. Pat Somija, kura ilgi ir tikusi uzskatīta par savu veidu sabiedrības modeli, šobrīd parādās daudz skandālu, kā jau šeit izskanēja ar veco ļaužu pansionātos notikošajām šausminošajām lietām. Uh, un eh, arī medikamentu uzņēmumi, kuri ir veidojuši Somijas eh, labklājību, šobrīd vēlas tikai naudu. Eiropas Savienība kopumā zaudē savu sociālo eh, dimensiju, bet nekad netiek nosaukts vārdā, kas tad ir vainīgs pie milzīgā jauniešu bezdarba, pie nabadzības, pie atšķirībām starp dažādiem sociālajiem slāņiem. Uh, Un neviens nesauc vārdā, kas tad ir vainīgs pie tā, ka ksenofobija, rasisms un labē, galēji labējie spēki tikai pieaug savā spēkā un pārliecībā. Premjerministra kungs, godātie kolēģi, mums Eiropā ir nepieciešams sociālais taisnīgums un, un uh, um, sociālais taisnīgums un arī um, līdzekļu adekvāta pārdalīšana. Mums ir nepieciešama savādāka izaugsme, ne tikai ekonomiskā. Mums ir nepieciešama sociālo tiesību labāka ievērošana. Mums ir nepieciešams runāt par izēvielu publiskām īpašumtiesībām un arī ražošanas līdzekļu īpašumtiesībām. Mums eh, nevajadzētu naudu atvēlēt aizsardzībai un apcērpot eh, sociālo veselības aprūpas un izglītības jomas. Kā jums šķiet, kā tad iedzīvotāji var akceptēt 38,5 miljārdi aizsardzībai, kamēr veco ļaužu pansionāti Somijā ir jāslēdz ciet? Protams, ka mums ir daudz aktīvāk jāapkaro klimata izmaiņas. Protams, ka katram laikam ir savas prasības, bet klimata izmaiņa ir samilzus problēma, kam nepieciešams kopīgs risinājums. Mums eh, ir beidzot jāpārtrauc lielo starptautisko uzņēmumu oligarhija. Mums daudz um, aktīvāk ir jāiestājas par Parīzes līguma izpildi. Mums ir nepieciešama solidaritāte starp dalību valstīm, tās iedzīvotājiem. Mums ir nepieciešams uzņemt visus bēgļus un visās dalību valstīs. Premjerministra kungs, lai to īstenot, mums ir nepieciešama cita Eiropa. Tāda Eiropa, kurā kreisie iestātos par īstenu sociālo vienotību un mieru. Paldies! Paldies, un tagad EFDD grupas vārdā Amato kundzē vārds lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, premjerministra kungs. Eiropas Savienības nākotne. Tai ir jābalstās uz radikālām pārmaiņām. To pieprasa Eiropas iedzīvotāji arvien skaļāk un arvien lielākā skaitā. Senās partijas sociālistu grupa, ETP grupa zaudē galējiem spēkiem un zaudēs vēl vairāk maija vēlēšanās. Cilvēkiem ir apriebušās korupcijas skandālu un to ēnas, un cilvēki šobrīd uh, dažādos, eh, pul, dažādās pulcēšanās konfigurācijās pieprasa, lai valdība kaut ko mainītu. Cilvēkiem ir apriebies daudz kas, bet mēs neieklausamies iedzīvotāju teiktajā. Mums ir nepieciešams radikāli mainīt pārvaldību. Itālijā pieņemtais eh, budžets vairāku gadu garumā pilnībā ignorēja sociālo jomu un Es uzskatu, ka patreizējās valdības īstenotā politika nāks par labu kā mūsu konkurētspējai, tā arī iedzīvotāju labklājībai. Apsveic ar to. Somijā labklājības līmenis ir pietiekami augsts, ļoti labi, bet eh, vienmēr mūsu ekonomiskā izaugsme ir bijusi vērsta uz to, lai cilvēkiem dzīves apstākļi uzlabotos. Piemēram, Itālijā vairāk nekā 5 miljoni iedzīvotāji dzīvo īstenā, patiesā nabadzībā. Mums šiem cilvēkiem ir jāpalīdz iegūt darbu, varbūt izveidot uzņēmumu, nevis lai cilvēki tikai sēdētu mājās un saņemtu sociālos pabalsts un bezdarbnieku naudu, bet gan strādātu un dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi. Mēs vēlamies, eh, lai Itālija dotu savu artavu spēcīgas Eiropas veidošanā, kas savukārt varētu spēcīgi darboties pasaules līmenī. Bet mēs nedrīkstam visu novienkāršot, mēs nedrīkstam visu iet makronu pavadā. Paskatieties, kas notiek ar glifozāta skandālu, kas notiek ar farmakoloģisko kompāniju skandāliem. Cilvēki nav muļķi. Redzēsim, kas notiks pēc vēlēšanām. Mēs eh, zinām, ka eh, Bayer, kas nopirka Monsanto, ir patiesībā Merkeles un um, Makrona vienošanās rezultāts. Atteiksimies beidzot no šiem liekulīgajiem saukļiem un sniegsim iedzīvotājiem to, ko tie vēlas - reālas reformas. Eiropai ir jārunā vienotā balsī arī pasaules līmenī, bet Eiropa tika izveidota kā iedzīvotāja Eiropa. Āhenas vienošanās Merkele un Makrons ir izveidojuši savu supervienību, kas e, darbosies nākotnē, bet redzēsim, redzēsim, kā šis binoms pārstāvēs pusmiljārdu iedzīvotāju. Ticiet man, cilvēki pateiks, ko viņi domā. Ir pienācis pēdējais brīdis, lai mēs ieklausītos iedzīvotāju bažās un teiktajā. Itālija ir trešā lielākā eirozonas ekonomika. Tāpēc mēs esam gatavi paši pieņemt savus lēmumus un vēlamies, lai to darītu arī citas Eiropas Savienības valstis. Mēs vēlamies, lai varas turētāji beidzot eh, atskaitītos tiem, kas šo varu ir spiesti paņemt. Uh, vaciest. Mums ir jāsaprot, ka ir jābūt patiesai e, solidaritātei. Institūcijas atrodas tik tālu no iedzīvotājiem, ka demokrātiskais deficīts jau ir burtiski saptaustāms, ne tikai sajūtams. Ir nepieciešami labāki likumi, labāka to sagatavošana, spēcīgāka politiskā pārliecība, Mēs, parlaments, esam cilvēki ievēlēti. Mēs esam tie, kas ir izmaiņu vadmotors. Mums ir jāiestājas par izmaiņām veselības aprūpē, izglītībā, sociālajā jomā. Junkers piedāvāja pirms pieciem gadiem Eiropas Savienībai attīstības ceļu. Kas no tā ir palicis pāri, es pat negribu par to runāt. Veidosim paši savas politikas un uh, neieklausīsimies Briseles diktātā un neiesim citu vadoņu pavadā. Es domāju, ka mums ir jāsaprot, ka e, ir nepieciešami resursi, to adekvāta izmantošana. Piemēram, ir jau šobrīd reģioni, kuros nepietiek dzeramā ūdens. Mums kaut kas tur ir jādara. Paldies! Un tagad Mario Borgeci NFF vārdā. Paldies, uh, priekšsētā kungs, uh, Somijas uh, premjerministra kungs, esiet laipni sveikts. Diemžēl plenārsēžu zāle ir diezgan tukša. Man liekas, ka Eiropas tautas tām būtu jābūt šeit plaši pārstāvētām, un es ļoti augstu vērtēju Somijas tautu. Es piedara pie vienas no tām partijām, kuras jūs šeit kritizējāt kā populistiskas, un tad jūs arī vēl pats piedāvājat, ka jūs gribat migrantus uzņemt jūsu mājās, nu tad tas ir tā kā. Uh, aicinājums izteikties mūsu partijām. Es negribu būt um, naidīgs pret uh, imigrantiem uh, un rasistisks, taču šādi uh, izteikumi uh, veicina neregulētu migrāciju un izmaksas. Vai nebūtu labāk uh, pievērsties šim jautājumam saprātīgi? Noteikti vadoši. Uh, uh, pārstāvji eh, šeit runāja par, piemēram, tādu tā kā maršala plānu Āfrikai, nevis eh, bēgļu uzņemšanu, nevis eh, censties veicināt integrāciju, jo tas dažkārt ir sarežģīti, it īpaši tad, kad tas skar personas ar citu citu uh, kultūras un reliģisko um, pamatu, piemēram, uh, muslimi, ko uh, praktiski ļoti grūti integrēt, ja iespējams. Uh, valsts ar tik plašu um, kultūru un iespējām kā Somija, tā varētu pievērsties šādam maršala plānam. Eiropā liekas, ka vēl tikai demogrā, demagoģija um, tiek izmantot un uh, liekas, ka nesaprot apdraudējumu, kāds varbūt tiek runāts tikai par morālām saistībām attiecībā uz Āfriku nevis par pagājušiem kariem un investīcijām, bet par patiesu palīdzību vajadzētu runāt par sātīklojumu mazo vidēju uzņēmumu vidū, kas uh, strādātu pie darījumiem un kas varētu uh, novērst migrācijas uh, iespējas. Uh, Nu, dažkārt ir dzirdama demagoģijas piemēra. Jūs radat tādu uh, iespaidu, ka mēs esam tā kā demagoģiski attiecībā uz migrāciju. Varbūt, ka jums vajadzētu mainīt jūsu kursu un atbalstīt tos, kas uh, drosmīgi pārstāv viņu viedokļus, lai arī viņus apvaino par rasismu un naidīgumu. Padomājiet par misionāriem, kas uz Āfriku Āfriku devās, lai veicinātu izglītību, piemēram, Dons Bosko no Itālijas. Ja viņš uh, vēl šodien būtu dzīvs, uh, tad uh, palīdzētu migrantiem pašiem nopelnīt dzīves iztikt, nevis citus izvarot vai tos aplaupīt. Par to nemaz tagad netiek domāts tās kļūdas, kāds ir bijušas, un migrantu un noziegumu, tos jūs nevarat mums pierakstīt, tās, tas ir jūsu uh, darbības iemesls. Paldies, nākamais runātājs Fontols kungs, mm, pie politiskām grupām nepiedarošo deputātu vārdā. Mēs saskaramies ar plašām problēmām, un tā iemesls ir uzskats, ka mēs šeit, kā Eiropas institūcijas, eh, vēlamies eh, noteikt visu, it kā mūsu pusē būtu tikai visa pasaules gudrība. Daudzi eh, jautājumi, kas ir pieņemti vadošajā līmenī, uh, nevar tikt atrisināti demokrātiskās iestādēs. Nu, piemēram, vienošanās par bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju. Grieķijas tauta vērsās pret to, bet Cipras valdība mūs nostādīja jau notikušu faktu priekšā. Līdz ar to netiek ievērotas tautas intereses un pārkāptas Grieķijas intereses. Aicinu jūs un citas personības Eiropas Savienībā Un gribu atgādināt arī Cipras kungam, ka tauta ir demokrātijas pamats. Bez tautas nav demokrātijas. Tas nozīmē, ka Eiropas pilsoņi varētu a, arī a, nacionālajiem jautājumiem pievērsties ne tikai a, a, Eiropas jautājumiem. Paldies! Paldies! A, tagad a, Somijas premjerministrs atbildēs uz uzdotiem jautājumiem. Lūdzu! President. Prieksēdētāja kungs! Paldies, paldies visiem runātājiem. Es īsumā atbildēšu uz man uzdotajiem jautājumiem. Vispirms, paldies, Žan-Klod, paldies, Jurki, par to, ko jūs esat paveikuši šo gadu laikā, un es eh, vēlējos eh, pateikt, ka sadarbība ar komisiju ir bijusi ļoti pateikama. Jā, taisnība. Somijas prezidentūra ir ļoti uh, mutuļojošos laikos, un pirms parlamenta vēlēšanām Somijā ir vēlēšanas. Mūsu prezidentūras laikā būs eh, diskusijas par daudzgadu finanšu plānu un arī citi svarīgi jautājumi. Žan-Klod, jūs pieminējāt Arktikas jautājumu. Tas eh, Somijai ir ļoti svarīgs jautājums un arī klimata izmaiņu risināšanā svarīgs. Pēc eh, pāris nedēļām ir paredzēts organizēt Arktisko samitu. Jirki Katainen investīcija fonds ir viens no labākajiem piemēriem, kā mēs varam radīt jaunas darba vietas. Un arī Somijā esam izmantojuši instrumentu sniegtās iespējas. Vēberkungs, jā, apsveicu jūs ar izvirzīšanu galvenā kandidāta kā, kā galveno kandidātu. Es zinu, ka tas notika Helsinkos. Es eh, jums piekrītu ekonomisko principu definējumā, par daudzgadu finanšu plānu. Ar 17 kolēģiem esmu jau diskusē, diskutējis par to, kāda ir situācija DFP, un esmu pārliecināts, ka Somijas prezidentūras laikā mums izdosies par daudzgadu finanšu plānu vienoties. Klimata izmaiņas. Pilnīgi piekrīt, ka mums ir jāmeklē ilgspējīgi risinājumi, kas būtu pieņemami arī iedzīvotājiem un tiešām nestu rezultātus. Es eh, uzsveru vēlreiz un atkal, ka risinājums piedāvā jaunās tehnoloģijas. Es e, jau runāju par oglekļa absorbējošām ekosistēmām un oglekļa saistas tehnoloģijām. Lapenrantā universitātes fakultāte ir izveidojusi ārkārtīgi interesantu e, modeli, un es uzskatu, ka arī zemes izmaksas saules paneļi varētu piedāvāt ilgtspējīgs risinājums klimatam. Nu, un, protams, sadarbība ar Āfriku svarīga. Kufudkungs! Es saprotu, ka jūs ejat somu kursos, jo jūs mani uzrunājāt somiski. Un, protams, jums ir iespēja runājot sociāldemokrāta grupā ar mūsu somu deputātiem. Par laimīgāko valstu runājot, Somija ir vislaimīgākā valsts pasaulē bet vienlaicīgi es vēlējos pateikt, ka mēs esam arī vislabākā tauta, kas to vislabāk slēpja. Jūs pieminējāt, es pieminēju arī savos ievadvārdos sociālo pilāru, un eh, mēs vienmēr esam iestājušies par dzimumu līdztiesību. Mēs esam vadošajās pozīcijās eh, pasaulē sieviešu tiesību īstenošanā, un Somija bija pirmā pasaules valsts, kurā sievietes ieguva vēlēšana tiesības. Jūs par nodokļiem runājāt, nodokļu izvairi, Visām valstīm, visiem uzņēmumiem un visiem iedzīvotājiem ir, re, ir jāmaksā godprātīgi nodokļi, un mēs iestājamies par nodokļu aplikšanu vietā, kur tiek veidota peļņa. Rokanens Lerners kundze atbildēšu tad jums somiski. Eh, ehkä tässä Iespējams, ka arī e, šajā parlamentā varbūt būtu jēgpilni runāt par to, ko jūs pieminējāt savā e, runā. Tātad, kāpēc es piedāvāju viņiem savu villu? Es piedāvāju villu lielai ģimenei, kura nevarēja vairs dzīvot savā izcelsmes valstī divu iemeslu dēļ. Vispirms viņi bija palīdzējuši humanitārās palīdzības sniedzējiem savā valstī, un otrkārt viņi bija kristieši islama valstī. Uh, Tāpēc viņiem bija jādodas prom no savas valsts šo divu iemeslu dēļ. Ģimene atradās eh, bīstam, tātad viņiem izsakoja un viņa dzīvībai bija briesmas. Jūs varat iedomāties, kādā situācijā dzīvoja šī ģimene. Šī ģimene ieradās manā villā un eh, es nevarēju iedomāties, ka Somijā šāds lēmums uzņemt ģimeni, kuras, kur, tātad, kurai draud briesmas. Es nevarēju iedomāties, ka tas viss tas tiks tā uzpūsts. Tātad viņi vairs nedzīvo manā villā, un, bet viņi dzīvo drošībā kur citur. Jā, Gīs jau ir devies projām, es saprotu, ka viņam ir daudz eh, darāmā, tad atbildēšu Kellers kundas uzdotajiem jautājumiem. Klimata izmaiņas. Es eh, daudz esmu strādājis ar, ar klimata izmaiņām saistītiem jautājumiem, arī kā uzņēmējs, un Es pats sev esmu apsolījis, ka līdz nākamā gada beigām mana ģimene, mana mājasēmniecība būs eh, oglekļa neitrāla. Man ir, elektri, man ir elektromobīls, man ir saules paneļi. Un eh, gala rezultāts būs tāds, ka tiešām ģimene mēs dzīvosim oglekļa neitrālu dzīvi. Bet, protams, varbūt individuālā līmenī šādu lēmumu īstenot ir pietiekami viegli, bet rūpnieciskā tas jau ir grūtāk, un tam ir nepieciešama kopīga darbība. Trīs veidos. Ir jāsamazina CO2 izmeši, mums ir jāpalielina oglekļa saistīšana. Un e, Somi mēs piedāvājam mežu izmantot oglekļa saistīšanai. Ir zinātniski pierādīts, ka mežs ir labākais veids, kā saistīt eh, oglekli, un es arī par to strikti iestājos. Un visbeidzot, jaunās eh, tehnoloģijas. Esmu pārliecināts, ka ir iespējams eh, patiešo no gaisa saistīt oglekļa savienojums un radīt jaunas izstrādājumus no šīm darbībām. Jūs pieminējāt, ka mums ir sadarbība ar populistisku partiju. Es tikai vēlējos pateikt, ka arī populistiskām partijām darbojoties valdībā ir jāuzņemas sava atbildības daļa par populistiskajiem solījumiem. Tāpēc eh, ikvienam no mums ir jāuzņemas atbildība arī viņiem. Vēl šeit izskanēja Silikjotis kungs. Es pareizi izrunāju jūsu vārdu. Jūs eh, pieminējāt Outi Ojala, kura sēdēja Somijas parlamentā kā ievēlēta, un viņa teica, ka vislabākais eh, palīgs nabadzīgajiem iedzīvotājiem ir līdzsvarots valsts budžets. Jūs eh, viņu pieminējāt, un es arī viņu pieminu tieši šā iemesla dēļ eh, sociālie maksājumi Somijā ir tik ļoti augsti, un tas nodrošina vienlīdzīgus dzīves apstākļus visiem somiem. Damato kungs, eh, jā, es piekrītu, ka nodarbinātības procents ir ļoti svarīgs ekonomiskajai izaugsmai un es domāju, ka mēs visi pie tā strādāsim, lai tas tā turpinātos. Es esmu izsmēlis man atvēlēto runāšanas laiku. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ora passiamo al eh, catch the eye, il primo in, da primo intervento. Pāriem pie brīvā mikrofona un pirmais runātājs ir deputāte Sloveska. Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Premjerkungs. Paldies par uzstāšanā. Jūs apliecinājāt lielu atbildību, jūs piedāvājat līdzsvarot pre, darba plānu, jūs runājāt par ekonomiku, par citiem jautājumiem. Jūs esat premjers valstī, kurā pastāv Eiropā vislabākā, varbūt pat pasaulē vislabākā iz, izglītības sistēmas Eh, vēlētos dzirdēt vairāk par izglītību, pat ja tā ir dalību valstu kompetence. Jūs piedāvājat visur ieviest Somijas izglītības sistēmu, kura šobrīd ir tā, kura jauniešus vislabāk sagatavo profesionālajai nākotnēji. Eiropas eh, eh, Savienībās eh, sociālais kapitāls ir vissvarīgākais. Šodien mēs runājam par mākslīgo inteliģenci vai Eiropas sabiedrības sagatavošanu nākotnes pārmaiņām nebūs prioritāte Somijas prezidentūrai vai Somijas prezidentūras laikā būs iespēja par to runāt vairāk. Nākošais runātājs deputāts Kampunāt četri. Uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs! Sveicināti Eiropas parlamentā, un uh, nākamā prezidentūras valsts būs ārkārtīgi spēcīga. Globālos izaicinājumus ir jārisina visiem kopā, ir jādomā par kopīgu nākotni. Kā mēs redzam, Lamanša otrā pusē viņi tieši nevēlas kopīgu darbību, bet uh, redzēsim, kā Brexits vēl notiks. Godātais priekšsēdētāja kungs, godātais premjerministra kungs, es vēlētos nedaudz parunāt par klimata izmaiņām. Un, protams, ka um, parlaments uh, vēlas uh, budžetu klimata izmaiņu apkarošanā saglabāt uh, patreizajā līmenī, un es esmu pārliecināts, ka to vēlas arī visi mūsu vēlētāji. Es uh, ceru, ka e, arī jūsu rīcība citās e, jomās sniegs mums palīdzīgu roku. Un Junkar kungs savos ievadvārdos jau pieminēja arktisko dimensiju. Somijai ir daudz jādara, jo es domāju, ka e, mums ir jādarbojas visos mūsu kaimiņu reģionos, kā ziemeļos, tā austrumos, tā dienvidos. Un e, iespējams, ka vajadzētu e, parlamentā izveidot arktisko jautājumu delegāciju. E, Paldies, priekšsēdētāji. E, premjerkungs, es vēlētos uzdot jums jautājumu par kopējo aizsardzības politiku Eiropas Savienībā. Vakar Mēs atzīmējam bēdīgu gadskārtu divām salām, kuras savulaik piederēja manai valstī Grieķijai, bet kuras uh, pieprasa sev Turcija. Turcijas uh, iznīcinātāji patrulē šajā reģionā, viņi patrulē virs pār Grieķijas teritoriālajiem ūdeņiem šeit ir runa par salām, kas atrodas 12 jūras jūča attālumā. Erdogans vēlas uh, ignorēt Lozānas līgumu. Un tālāk es gribētu zināt, kāda ir jūsu nostāja Eiropas Savienības politikai, lai tā beidzot palīdzētu Grieķijai stiprināt savu robežu ar Turciju. Šeit ir nepieciešams atbalsts no Eiropas Savienības puses, lai tiktu respektētas Grieķijas, kuras ir arī Eiropas Savienības robežas. Mēs gribētu jūsu atbalstu. Tas būtu veistījums eh, Turcijas eh, prezidentam un turku draudiem. Maigro, please. Katainen kungam vārds lūdzu. Paldies! Prieksēdētāja kungs, godātais premjerministra kungs Sipila. Es no tiesas priecājos par to, ka jūs esat pēc izglītības inženieris, ka jūs piedāvājat konkrētus risinājumus un konkrēts risinājums arī Eiropas Savienības līmenī. Eiropas Savienības kopība izpaužas arī ekonomiskā ilgtspējībā. Un, Mēs katru gadu no jauna izvērtējam to, cik svarīgs ir kopdarbs Eiropas budžetā, un mums ir jādomā par to, ko katrs varam dot, lai Eiropas Savienības konkurētspēja pasaules līmenī stiprinātos. Sipelas kungs, kāds ir jūsu viedoklis par to, ka klimata izmaiņas un arī bēgļu sadalījums pa dalību valstīm būtu līdzsvarots. Es domāju, ka tas eh, noteikti nāktu par labu iedzīvotāju uzticēšanās spējai Eiropas Savienībai. Īpaši svarīgi tas ir pirmsvēlēšanu kampaņas laikā, un es ceru, ka vēlētāju aktivitāte vēlēšanās būs liela. Un eh, Sipeles kungs, es eh, vēlētos šeit pieminēt par to, eh, jums varbūt vajadzētu runāt arī par to, ka Somijā meži netiek izcirsts, to teritorijas palielinās. Arī tuti. Un tagad es došu vārdu visiem, kuri lūdzu izteikties, bet jums ir jāievēro sava minūte runas laika. Pretējā gadījumā man nāksies uzstāšanos pārtraukt. Buhnerkungs. Vielen Dank! Jā, siekie. Paldies, cienījamais ministru prezidenti. Nu, jau vairāk kā gadu jūsu valdība kopā ar Franciju un astoņām citām valstīm bloķē jebkuru progresu cīņā pret uzraudzības tehnikas eh, eh, eksportēšanu attiecībā uz, uz diktatoru valstīm. Pērn jūsu valdība kopā ar citām ieņem pozīciju pret eh, cilvēktiesību aizsardzību Eh, duāls izmantošanas preču regulā. Mēs Eiropas parlamentā savukārt ar eh, 92% eh, nobalsojām pār un kopā ar komisiju izstrādājām priekšlikumu, lai aizsargātu cilvēktiesības. Jūs uh, vadīsiet uh, padomus prezidentu valsts uh, darbību, un padomu līdz šim nav darbosies atbildīgi. Un, uh, ir ignorējusi tātad cilvēktiesību jautājumus, kurus varētu ietekmēt ar, ar mūsu tehnoloģiju. Tā, tā, tā vietā viņi tie, tiek nogalināti. Es ceru, ka jūsu atbildību uzņemsieties vislielāko atbildību un to izmainīsiet. Paldies! Paldies, Kilonēna kungs! Godātais priekšsēdētāja kungs, cienījamais premjerministra kungs, darbie kolēģi! Es ceru, ka Eiropas Savienība kādu dienu būs tāda, kādu mēs to vēlamies redzēt, un populistiskās balsis pieklusīs. Tiesiskums ir vienīgais ceļš, kā Eiropas Savienība var tuvoties saviem iedzīvotājiem, un iedzīvotāji vēlas, lai mēs cīnītos arī pret klimata izmaiņām. Uh, Ikvienam ir jādara tas, ko ik viens var darīt šo mērķu sasniegšanai. Ko Somija vēlas savas prezidentūras laikā darīt tieši tiesiskuma stiprināšanai, lai Eiropa iedzīvotāju acīs tiešām būtu kā mūsu kopīgā Eiropa un nevis tikai ekonomikas, naudas un tirgus Eiropa. Honorevole Jākonsārī. Jākonsārī kundze nākamā. Godātais prieksēdētāja kungs, es arī šeit vēlētos veikt jūs, Sipilas kungs, Eiropas parlamentā. Tas jau vairāk kārt šeit izskanēja, bet uh, Daudz mēs Eiropā runājam par tiesiskumu jautājumiem, cilvēktiesību jautājumiem. Mani sarūktināja jūsu ievadrunā teiktais par ekonomikas politiku, jo tas jau ir vecmodīgi visu laiku runāt par budžeta apcirpšanu, un Somija pati ir nonākusi jaunliberāļu rokās. Žēl, tas bija pirmais, otrs kas mani sarūktināja, bija jūsu migrācijas politikas sakarā teiktais. Jūs teicāt, ka ir jāsūta atpakaļ cilvēki, un eh, šobrīd varbūt, ka vajadzētu runāt eh, citos toņos par migrācijas politiku. Tā tad Eiropas eh, pirmajam bēgļu fórumam, kurš notika Tamperē pirms 20 gadiem. Mums, kā Somijam, vajadzētu runāt par jau citiem augstumiem un nevis tikai par bēgļu atpakaļ nosūtīšanu. Jā, bet paldies, ka jūs pieminējāt arktisko dimensiju. Patiesībā Arktika ir tā teritorija, kurā Somija, Eiropas Savienība un Krievija varētu sadarboties. Čikū nākamais lūdzu. Eh, Prezidente, ho due temi da proporre. Paldies, priekšstādātāji. Man ir vairāki jautājumi, ko vēlos uzdot eh, cienījamam ministru prezidentu kungam. Pirmkārt par ārpolitiku. Par eh, pēdējo stāvokli par venecēliešiem. Venecēlas pilsoņi piedzīvo liels ciešanas, eh, valstī situācija sarežģīta. Mums ir nepieciešama, nepieciešams izrādīt līdzcietību jāpliecina, ka esam gatavi atbalstīt viņu cīņu par demokrātiju un, un mieru. Mums jāatbalsta viņu demokrātiskās tiesības, jo sevišķi sieviešu un bērnu tiesības. Un tādēļ vēlos vaicāt, kāda ir Somijas nostāja šajā jautājumā, jautājumā par Venecuēlu. Un vai ja, Guaido būtu jāatzīst kā leģitīms eh, Venecuēlas prezidents šobrīd. Un nākamais jautājums par, par pretdempingu un godīgu konkurences cīņu starptautiskajā tirzniecībā. Esam panākuši teicams rezultātus, bet uh, mūsu zemē nepieciešama papildus aizsardzība. Paldies! Cvāna, lūdzu. Micro, please, micro. Domnule prim-ministru, mă bucur că ne aflăm astăzi aici. Priekšsēdētāji, cienējamies ministru prezidenta, priecājos jūs sveikt šeit mūsu vidū. Jūs uh, pārstāvat nākamo samijas prezidentūru. Es esmu deputāti no valsts, kas pat labāk vada Eiropas eh, Savienības padomu, Rumānijas proti. Jūsu deklarācija izraisīs diezgan lielu politisku skandālu, proti jūs eh, eh, piedāvājāt pārņemt prezidentūras pilnvaras no Bulgārijas, tad izlaižot mūsu Rumāniju proti. Es domāju, ka visrīzāk um, Rumānijas prezidentūras deklarācijas jūs uh, bija maldinājušas, bet eh, vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka tikai konkrētās valsts valdība atbild par prezidentu uzdarbu, un šajā gadījumā tā Rumānijas valdība. Un tādā gadījumā jums eh, vajadzēja mm, sazināties ar Rumānijas eh, ministru prezidentu, jūs kolēģi. Es ceru, ka pāris mēnešus pēc šīs te tiešām neveiksmīgās deklarācijas jūs būsiet mainījis savu viedokli, sevišķi tādēļ, ka jau mēnesi pēc tam, kad Rumānija uzņēmusies prezidents Pilnvars, mēs jau esam slēguši vairākus svarīgus failus, vairākus svarīgus dosjē. Bet nu, es ceru, ka jūs spēsiet izrādīt kontinuitāti un varēsiet sekmīgi turpināt uh, tos projektus, ko uzsākus Rumānija. Paldies, tālāk Tomasiča kundze. Paldies, uh, priekšstādātāji! Paldies, priekšsēdētāji, premjerkungs. Es varu piekrist tam, ka Eiropas Savienība vēlas veicināt atsevišķas ārpolitikas vērtības, bet ir jāpasargā zināmas vērtības jūsu mājās. Mēs tās nedrīkstām interpretēt arbitrārā veidā ko uzspiestu kādas Briseles grupas. Vērtībām ir jābūt kopīgām, kuras būtu, kuras tuvinātu cilvēkus. Uzspiest eh, eh, kādu modeli nav pieļaujami. Eiropas Savienības vērtībām vajadzētu mūs tuvināt un eh, tās nedrīkstētu uztvert kā sankcijas. Mūsu lozungs ir vienota daudzveidībā, bet realitāte rāda, ka mēs neesam vienoti, ka mēs esam atšķirīgi. Mums ir jāakceptē šīs atšķirības eh, un jāstrādā uz subsidiaritātes principu. Paldies! Torvalds kungs. Grācie, prezidente! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Eh, godātais eh, premjerministra kungs sveicināti mūsu parla parlamentā. Un, kā uh, saruna saka, ir vieglāk redzēt eh, skabārgu cita acī nekā Eh, baļķis savā acī. Un es domāju, ka runāt par to, kāda ir izaicinājuma Eiropai salīdzinājumā ar citiem, iespējams, ka jūs kā inženieris esat parei, pareizi aritmētiski aprēķinājis to visu, un tomēr es domāju, ka mums ir daudz vairāk nepieciešami līdzsvaroti kompromisi. Somija ir slavena ar saviem kompromisiem. Es ceru, ka jūs prezidentūras laikā tā arī rīkosieties. Iespējams, ka jūsu pēdējie darbības mēneši ir sākumi sākušies tagad, un tomēr redzēsim, ko darīs nākamā valdība, jo mums būs jauna valdība. Es tikai ar lepnumu skatos uz Somijas prezidentūru un vēlējos jums novēlēt, lai jums viss izdodās jūsu turpmākajā dzīvē. Hautals kundze nākamā lūdzu. Kītos puhe. Paldies, prieksēdētāji kungs. Un sveicināts šeit Sipilis kungs. Priekšsēdētājs Junker kungs teica, ka e, no Somijas mēs varētu daudz ko mācīties. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienību celt Somija ir vēlējusies vienmēr, un es vēlētos uzdot jums, Sipils kungs, divus jautājumus. Kā jums šķiet, kā mēs varētu nodrošināt pieņemt eh, adekvātus nodokļu lēmumus, lai neviena dalība valsts nevarētu tikt uzskatīta par nodokļu paradīzi Eiropas Savienībā. Es vēlētos runāt par nodokļu izvairu, par nodokļu apēju, tikai tā mēs varam celt eh, labklājības Eiropu. Somija eh, nevienmēr ir vēlējusies šos jautājumus risināt Eiropas līmenī, jo tie ir saistīti ar valsts suverenitāti. Nākamais uzņēmumu atbildība. Somija vienmēr ir iestājusies par to, ka būtu jāpieņem uzņēmumu atbildības likums, un tam būtu jābūt pieņemtam Eiropas līmenī, lai ik viens uzņēmums atskaitītos par to, kā viņi īsteno cilvēktiesības trešajās valstīs savos uzņēmumos. Virkunens kundze nākam. <coughs> Paldies, prieksēdētāji kungs, godātais Sipils kungs. Ļoti patīkam jūs redzēt Eiropas parlamentā un īpaši šajā gadā, kad Somija trešo reizi gatavojas vadīt padomi kā prezidentūras valsts. Bija patīkam dzirdēt, kāds būs Somijas prioritātes. Jūs teicāt, ka eh, cik maz tiek izmantota sko, izglītības joma un arī jaunākās inovatīvās tehnoloģijas. Un Somijā arī tiek runāts par to, ka ļoti augsta ir zinātnes un pētniecības nozares eh, latiņa un arī skolu latiņa. Es domāju, ka arī Eiropā, uz Eiropu to vajadzētu pārcelt. Ja mēs eh, vēlamies Eiropā redzēt ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo izaugsmu, tad mums ir jāizmanto arī digitālās ekonomikas piedāvātās eh, iespējas, digitalizācija, automatizācija, tehnoloģizācija Tas var palīdzēt cīnīties arī pret eh, klimata izmaiņām. Tam mums ir nepieciešamas labas prasmes, augstas raudzes, zinātniskie pētījumi un ceru, ka uz to spiedīs arī Somija savas prezidentūras laikā. Uh, E, mēs vēlamies parlaments paaugstināt zinātnē un pētniecībai atvēlētos līdzekļus par 50%. Un ceru, jūs teicāt, ka daudzgad finanšu plāns tiks apstiprinās Somijas prezidentūras laikā, ka jūs arī to atbalstīsiet. Es ceru, ka jūs atbalstīsiet parlamentu teikto. Blanko Lopes nākamais lūdzu. Muchas gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs runājam par Eiropas Savienības nākotni un domāju, ka šajā nākotnē būs divas revolūcijas - tehnoloģiski digitālā un enerģētiskā. Eiropas Savienībai būs jāskatās acīs šiem izaicinājumiem enerģētiskā re revolūcijā, kas mainīs mūsu dzīvi, mūsu ieradums ceļot, patērēt paturot ambiciozu cīņu pret klimatu pārmaiņām. Šajā sasaukumā tika sperti svarīgi soļi, lai veidot Eiropu kā līderi enerģijas um, pārējā dekarbonizācijā un lai panāktu klimata mērķus. Bet Mums ir jāturpina būt piesardzīgiem, jo izaicinājums ir ļoti nozīmīgs un reakcija ir jābūt konstantai. De nākošais runātājs deputāta Lukaševska. Panie przewodniczący, demokracja, praworządność to podstawy, na które... Priekšsēdētāji, demokrātija ir Eiropas Savienības pamatu pamats, bet uh, tas pastāvīgi tiek nonivelēts. Bet, uh, protams, tas nav vienīgais Eiropas Savienības pamats. Uh, Vēl viens no tādiem ir vienotais tirgus, eh, brīvu preču pakalpojumu un, un eh, cilvēku aprite. Un tagad arī šīs brīvības tiek apdraudētas. Somija ir uz eh, Eiropas Savienības perifērijas. Smagā automašīnai vajadzīgs piecas dienas, lai pārbrauktu pāri no Eiropas Savienības viena gala līdz otram, līdz Somijai. Un par mobilitātes pakotni runājot, Somijas deputāti balsoja par to, lai mobilitātes pagodni izslēgt no dēļģēto aktu darbības jums jautājums. Ministra prezidenta jums, lai atbalstot padomus risinājumu šeit, jūs um, neierobežosiet uh, personu brīvības, ekonomiskās brīvības, pārvietošanās brīvības. Jūsu pienākums būtu no, nojaut ekonomiskās pārējās, ko jūs esat solījis, to sevišķi gaida mazie un vidējie uzņēmumi, kuru uh, darbība pretējā gadījumā var nonākt grūtībās, tāpat arī patērētāji, tā skaitā Somijas patērētāji maksās eh, cenu par to, ka nebūs pieejams pakalpojumi. Paldies, Grapīnī, kungs! Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Ministrs prezidents kungs, eh, daudz kam no tā, ko jūs sacījāt, var piekrist. Jūs runājat par kohēziju, par vienoto tirgu, par tiesiskumu. Un šeit es vēlos atsaukties uz dažām lietām jūsu pašu valstī. Jūs sacījāt, ka nedrīkstam izsēst kompromisiem tiesiskuma jautājumā, bet jūsu pašu valstī ir vairāk likumi, kas netiek piemēroti. Ir ģimenes, kur, eh, kur, kur tiek atņemti bērni, saskaņā ar jūsu likumiem 12-gadīgi bērni var sāties tiesas priekšā un izvēlēties eh, savus bērnus, bet viņos neieklausās. Uh, Tā notiek ļoti nepatīkams lietas jūsu institūcijās. Esmu uzrakstījis jums vēstuli, nekas nenotiek. Kā jūs varat nodrošināt tiesiskumu, ja Eiropas pilsoņi, Rumānijas pilsoņi, tā skaitā, nebauda tādas pašas tiesības kā Somijas pilsoņi? Un vēlos no jums saņemt skaidru atbildi šo jautājumu. Un arī DFS nevajadzētu iekļaut kondicionalitāti. Paldies! Arvoisa puhemies! Godātais eh, priekšsēdētāja kungs, eh, cienījamais eh, Sipila kungs, jūsu ievadvārdi bija ārkārtīgi konkrēti un Somijas prezidentūru iezīmējoši aps, ap, apsveicu. Jūs runājat par to, ka mums varētu palī, palīdzēt apmezoš, apmežošana. No Somijas teritorijas 70% klāja meži, līdz ar to tieši Somijam mums ir zināšanas par mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Jūs pieminējāt Eiropas un Āfrikas mežu fonda izveidošanu. Tas ir apsveicami kā no šā brīža, tā arī ilgtspējīgā rakursā raugoties. Uh, Eiropas eh, parlamenta idejas arī vajadzētu ņemt vērā, un mēs šobrīd daudz runājam par Ziemeļarktikas eh, teritoriju. Es pati nāku no Arktiskas teritorijas, un mums ir daudz ko piedāvāt Eiropai. Mums ir ārkārtīgi bagātīga daba, daudzveidīga, daudzveidīgas dzīvotnes, un tomēr mums ir nepieciešams, lai Eiropa saprastu, ka Arktika ir svarīga mūsu visu nākotnē. Polčakungs nākamais. Honorēja Polčak. Polčaka kungs, lūdzu. Tādā gadījumā Lopes Agilāra. Prime Minister Sipīlā, thank you for being here. Premjeras Sipils kungs, paldies, ka ieradāties. Jūs uzstājāt, ka Somija ir laimīga valsts pēc 25 gadiem Eiropas Savienībā. Lai gan jūsu ietvarā skaits tikai 1% sensētājs kārt, jūs runājat par vēsturi. Viens no mūsu dibinātājiem Beļģijas eh, savulaikā premjeras uzsver, ka nav taisnība, ka Eiropas Savienība ir maza un liela valsts sajaukums. Mēs visi esam mazi saskaroties ar pasaules izaicinājumiem. Tikai dažas valsts to zina un dažas to vēl neapzinās. Jūs runājat par izaicinājumiem aizsardzības jomā, drošības jomā. Raugoties no jūsu pagātnes neutralitātes, tas ir nozīmīgi, bet jūs mazāk runājat par eh, migrāciju. Un es aicinu jūs pārvarēt populismu kārdinājumu un um, nodrošināt to, lai Dublinas regulas pārskatīšana tiek atbloķēta, jo tas arī viens no Eiropas Savienības pamatiem ir nepieciešama kopēja politika un solidaritāte par migrāciju. Un neviena valsts um, nedrīkst uh, uzgriezt muguru tiem, kas nonākuši sprokās un kas atrodas uz Eiropas Savienības sliekšņa. Paldies, Jāten Makīlans. Arvoisa puhe. Godātais prieksēdētāja kungs, cienījamais Sipila kungs. Jūs e, noteikti pamanījāt, e, ka Somi jums uzdod daudz jautājumus. Izskatās, ka mēs esam mūsu pašu parlamentā un uzdodam jautājumus premjerministram. Un tomēr mēs Eiropas parlamentā prokam uzvesties labāk nekā Somijas parlamentā, jo mēs te nebļaustamies pa labi pa kreisi. Un tomēr jūs eh, runājat par to, cik svarīgi ir īstenot jau pieņemtos lēmumus un likumus, un arī dalību valstīs problēma ir tā, ka ir ļoti ambiciozi lēmumi un likumi, uh, bet pēc tam tie netiek izpildīti. Eiropa kaut ko pieņem, dalību valsts nekā nedara. Es eh, vēlētos pajautāt, ko Somija darīs, lai pamācītu tās dalību valstis, kuras neizdara savu mājas darbu, bet varbūt, ka Eiropas līmenī sagatavotie likumdošanas akti netiek pietiekami labi sagatavoti. Šķiet, ka parlaments savu darbu padara, bet tas viss iestrēgst padomē, jo pēc tam, kad e, mēs trialogos esam izdarījuši smagu darbu, ir sagatavoti labi likumi, kuri paliek tā arī plauktos. Ko jūs darītu, lai šie likumi tiktu īstenot dzīvē? Please, sit down, please. Lūdzu, ievērojiet disciplīnu un e, apsēdieties, cienījamie deputāti, saka priekšsēdētājs. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Un tagad e, noslēguma Vārds eh, Somijas premjeram Stepilkungam. Lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs, un paldies man uzdota, par man uzdotajiem jautājumiem. Somijā mēs esam pieraduši pie šādiem jautājumu atbildes vakariem katru otrdienu pulkstens ceturdos, cetur, pulkstens četros visi ministri eh, Somijas parlamentā atbild uz deputātu jautājumiem. Tieši tiešā veidā. Bet eh, man tika uzdar, uzdoti 30 jautājumi, es varbūt vairākus eh, salikšu kopā. Fēš. Pirmkārt par izglītību. Izglītība un vienlīdzīga izglītība Somijā ir bijusi ļoti nozīmīga. Privātās skolas, protams, ir, ir svarīgas, bet pēc samie, samie valsts skolas un tās pieņems gan bagātiem, gan nabadzīgiem. Visi bērni iet vienā skolā. Mums ir labākie pedagogi pasaulē. Un mums ir izaicinājums um, sniegt, sniegt uh, papildus izglītību miljonam somu turpmāko desmit gadu laikā. Un es domāju, ka šis izaicinājums, um, tāds pats izaicinājums faktiski figurē katrā Eiropas Savienības valstī. Es, dēļ mākslīgā intelekta, dēļ uh, tā kā mainās cilvēku darba dzīve. Tā klimata pārmaiņa jautājums. Paldies, ka paujāt atbalstu manai runai un visiem jautājumiem, ko es um, pieminēju sakarā ar klimata pārmaiņām. Jautājums par arktisko reģionu Somijā, protams, ir ļoti nozīmīgs. Jo sevišķi esam norūpējušies par tā saucamo melno oglekli, kas ir konkrēts um, jautājums, um, kas mums uh, jāpārnā arī ar Krieviju un ASV, kas patiesībā nav īpaši uh, dedzīgas eh, klimata pārmaiņu pasākumu atbalstītājs. Tāpēc nepieciešami pētījumi, investīcijas zinātnē, un šā jomā tas, protams, ir nenoliedzami. Sadarbība aizsardzības jomā. Somija ir atbalstījusi sadarbību aizsardzības jomā no sākta gala, un es pozitīvi vērtēju to, ka šajā jautājumā ir panācis arī progress. Tālāk jautājums par attiecībām ar Turciju. Ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Turcija ir NATO valsts. Tāpat tiesiskuma attīstība valstī ir nu, visai satraucoša. Un situācija sārsinās, tāpat arī sastībā ar Kipras jautājumu. Attiecībā uz Rumāniju. Nekad neesmu apšaubījis to, ka Rumānija teicam pastrādās prezidenta valsts um, krēslā, Eiropas Savienības padomē, un uh, tas jau ir arī savā ziņā apliecinājies. Venecuēla. Pilnībā atbalstam demokrātisko attīstību šajā valstī. Vēlēšanas humanā palīdzība valstī tiešām ļoti dramatiska. Nešaubos, ka Somija darīs visu iespējamo, uh, sakos līdz tam arī, ko, kas, visiem lēmumiem, kas tiek pieņemta Eiropas saimnībā šai sakaram. Tad izskanēja vairāki virkni jautājumi somu valodā, nu tad arī noslēgšu uh, ar atbildēm somiski. Enžinek. Vispirms uh, par ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu. Somijā mēs izmantojam 70, 80%, tātad 70, 80% e, teritorijas ir apklāta ar mežiem, un patiesībā meža teritorijas Somijā palielinās. Mēs izmantojam mežus ilgtspējīgi arī oglekļa saistīšanai. Uh, jo ogleklis eh, tiek saistīts tajos izstrādājumos, kurus mēs ražojam no eh, koksnes. Vairāk jautājumu ir saistīti ar daudzgadu finanšu schēmu. Un eh, mēs, kā nākamā prezidentūras valsts, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums izdosies atrast kompromisus daudzgadu finanšu schēmai. Protams, ir ļoti daudz izaicinājumu, kur viss ir jāsavēl kopā un tiem ir jāatrod nauda. Un e, mēs esam gatavi diskutēt par iespējamām robežām uz vienu vai otru pusi un domājam, ka prezidentūras laikā mēs risinājumu arī radīsim. Esmu par to pārliecināts. Tagad par likumu īstenošanas procentu vai likmēm. Uh, Somijā mums ir ieņemt, pieņemts, ja mēs kaut ko nolēmjam, tad mēs to arī īstenojam. Tā tad visi kopā esam par kaut ko vienojušies, kādam tas varbūt patīk vairāk vai mazāk, bet tad mēs to arī darām. Tad vēl kāds svarīgs jautājums. Tad, tad eh, ir rūpīgi jāsagatavo lēmumi, un tad tie arī efektīvi jāievieš. Es domāju, ka tas ir svarīgākais, ko es vēlējos pateikt un uzsvērt. Paldies, cienījamais priekšsēdētāji. Man bija pateiks gandarījums šeit būt jūsu vidū. Diskusija bija ļoti vērtīga un interesanta. Paldies! Thank you very much. Paldies, uh, ministrs prezidenta kungs, paldies par jūsu atbildēm un arī par jūsu pausto nostāju Benecēlas jautājumā. Tagad pārējiem pie balsošanas. that's what that was Darbie kolēģi, pāriesim pie balsošanas. Kas tālāk, kungs? Jā, es eh, redzēju jūs pieteikumu, bet vispirms. sveikt Kazahstānas parlamenta delegāciju, kur atrodas diplomātiskajā prezentē, viņu to vada Muktārs Emans. Delegācija ir Briselē, lai piedalītos 16. parlamentārās sadarbības komisijā ar Kazahstānu, un mēs esam gandarīti pār šo sanāksmi, kas stiprinās mūsu sadarbību un apliecina mūsu kopīgu apņemšanos veicināt cilvēktiesības un politisko e, plurālismu caur tiesiskumu Eiropas parlamentu vārdā. Es jums vēlu veiksmīgu sanāksmi un jauku uzturēšanos Briselē. Tālāk eh, jūs vēlējāties ņemt vārdu ar. Jā, 11. punkts, eh, trešais apakšpunkts reglamentā. Atbilstoši politiko laikrakstam mūsu cienījums kolēģis Lamārs Broks uzskata par nepieciešamu vākt uh, līdzekļus uh, savām politiskajām grupām. Izstāsta, ka viņa politiskā, ka viņa uh, alga un dienas naudas nav pietiekamas. Viņš vāc papildus līdzekļus savām aktivitātēm. Tādēļ es ierosinu izveidot kolektīvu un savākt naudiņu un Broka kungam, jo viņam laikam ir par īsu. And I would like to set the ball un es vēlētos eh, noteikt eh, normu, ka man minimums ir 5 centi. Vai 5 santīmi, ja kādam ir tāda valūta? Intervention. Paldies par jūsu uzstāšanos. Deputāti Mirandā, reglamenta jautājums. Paldies, priekšsēdētājs. Man ir reglamenta jautājums balstoties uz 22. reglamenta punktu. Saskaņā ar reglamentu visas parlamenta aktivitātes vada priekšsēdētājs, vadot eh, sanāksmes un darbu parlamentā. Vakar Tajānī kungs eh, runājot, apgalvojot, ka viņš runā par pašiecelto prezidentu parlamentu aicinot eh, balsot par atzīšanu, eh, neatbilst eh, parlamentā reglamentam. Paldies, jūs esat uzklausīta, bet vispirms, pirms balsojam, kas taldo kungs, jā, jūs lūdzāt vārdu, es jums dodu vārdu. Paldies priekšsēdētājiem. Dargie kolēģi, saskaņā ar simtu. 84. panta, reglamenta panta prasībām tika pieprasīts aizklāts balsojums par grozījumu attiecībā uz caurskatāmību institūcijām. Tas ir interesanti no politiskā viedokļa, mēs varam par to būt pārsteigti, un šie noteikumi atspoguļo uh, bēdīgu ainu, kas diskreditē parlamentu. Mums ir jāatbalsta pilsoņu prasības, kur pieprasa caurskatāmību. Es gribētu izprast, kurš šeit aizstāv demokrātiju un pluralismu un FDD grupas vārdā un saskaņā ar pantu uh, 184.2 es nolūdzu, es lūdzu nosūtīt atpakaļ uz komiteju šo tekstu, kurš būs ar briesmīgu bumeranga efektu parlamenta uh, reputācijai. Un paldies visiem demokrātiem, kuri izteicās šajā sakarā. Jā, ir uzklausīts jūsu lūgums, vai ir kāds, kurš ir pret šo lūgumu, Korbetkungs? Yes, I indeed. Jā, es tiešām vēlētos izteikties pret šo priekšlikumu. Jūsu priekšā esošais ziņojums ir apspriests vēl apmēram gadu. AFCO komitejā bija paša darba grupa, kur ietilpa viens pārstāvs no katras politiskās grupas. Mm, tātad augstlīmeņa konsensus tika panākts šajā darba grupā, un tagad plenārsēdē par to jābalso. Un kā kurš ziņos, par ko balsojam plenārsēdē, protams, tur ir savi grozījumi, par tiem arī balsosim. Balsojums tiek atlikts jau no decembra uz, uz janvāra pirmo plenārsēdi, pēc tam uz otro plenārsēdi janvārī. Man tāds aizdoms, ka to pārcelsim uz februāru, tad sekos priekšlikums to pārcelt uz mārtu, uz aprīli un tā tālāk. Mm, tas jau drusciņš sāk pēc Terezes Mejas izklausīties. Mēs uzklausījām pieteikumu, pretargumentu, liekams balsojumu, kas tāldokonga priekšlikumu par pret atturas. Kas tādo kungs, jūsu lūgums ir noraidīts. Vai jūs vēlaties pārbaudīt? Pārbaudām, ja tā vēlaties, sākam balsot par balso, liekam uz balsojumu, kas tādo kungu lūgumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jūsu lūgums ir noraidīts. Pāriem pie balsošanas liek uz balsojumu. Monsieur Brock, on a commencé. Broka kungs ir sācies balsojums. Broka kungs. Ok, monsieur Brock, allez-y, vous. Broka kungs, pusminūte. Priekšsēdētājs kundze, kolēģis, kas sacīja, un viņiem būtu jāatvainojas pirmkārt, un otrkārt, es vienkārši atbildus man, tā ir atbildus man runa par Brexitu vakardien. Alaši, ja ir kaut kas, izskan kaut kas nēs, tad pretī mēs saņemam personiskus apvainojumus. Es nekad neesmu apšaubījis īrijas intereses, eh, Eiropas Savienībā un prasījis naudu no šādiem cilvēkiem. Uh, Ne, un uh, es vēlos, lai šis cilvēks būtu morāli atbildīgs par saviem izteikumiem. Un tagad mēs pārējām pie balsojuma. Korbeta kungs ziņojums. Pirmkārt, kompetentās komitejas blokā par, pret, apturas, pieņemts. 20. grozījums trīs daļās. Pirmā daļa personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. ir vajadzīgs vairāk nekā 376 balsis. Otrais balsojums aizklāts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa. Kolēģi, trešā daļa. Turpinām aizklāts balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. grozījums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. grozījums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. grozījums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 39. Eh, personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41 D personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 54. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 55. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 63. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Piektais D grozījums par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. Desmitais personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 11. grozījums. Vienkārši vairākums par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski 11. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 68. Pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Atvainojiet. Nē, šeit bija vajadzīgs kvalificēts vairākums 376 balsis. Nākošais, 13. grozījums divās daļās. Personāls balsojums pirmā daļa. Par. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 75. grozījums par pret atturas pieņemts. Nākošais ir 86. 87. D personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts vajadzēja 376 balsis. Darbie kolēģi, kvalificētais vairākums tiek pieprasīts visos grozījumos, izņemot 11. un gala balsojumu. Viscaur ir vajadzīgas 376 balsis. 88. grozījums tagad - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 81. personāls balsojums. Sākam balsot. Eh, eh, beidzam balsot. Norēdīts. 32. D. Atvainojiet, saka priekšsēdētāja. Atgriežamies 73. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad 30. par pret apturas pieņemts. 32. par pret atturas pieņemts. 40. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Astoņdesmit četri, astoņdesmit pieci D. Sāk personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 76. par pret atturas. Noraidīts. Nē, pie, pieņemts. Tālāk 89. pārskatītais personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad galīgais balsojums ar vienkāršu vairākumu sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Nākošais balsojums - Selimoviča ziņojums par Savienības muitas kodeksu. Pirmais grozījums. Personāls balsojums sākām balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Un tādā veidā tiek pabeigts pirmais lasījums. Nākošais - Sikerska kungs ziņojums tiešie maksājumi, personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais lasījums tiek pabeigts līdz ar to tālāk. Dominikās Republikas pievienošanās Hannibals ziņojums, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ziņojums - Sekvatora un Ukraina. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais Marijas Hanibals ziņojums - Hondurasā. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un ceturtais Marijas Hanibals ziņojums - Baltkrievija un Uzbekistāna. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais Morisa Pongas ziņojums par aizjūras zemēm un teritorijām. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais Marijana eh, Džanamarinesku ziņojums par Eiropas Savienības finansiālām interesēm, personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Frederika Federlis ziņojums. EU augšējā līmeņa domēns. 46. <coughs> grozījums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais lasījums ir pabeigts. Gualtieris ziņojums. Otrais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais lasījums tiek pabeigts. Nākošais ir ģenētiski modificētais rapses. MS8RF3. Sākam balsot. Personāls balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ģenētiski modificētā kukurūza 5307 personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts nākošais ģenētiski modificētā kukurūza MON 87403 personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts un modifi ģenētiski modificēta kokvilna GHB613 personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Carte. Passiamo ora alla proposta. Un tagad pārējām pie četru grupu rezolūcijas par Venecuēlu. Šajā sakarā vēlas izteikties Estebans Gonzales Pons. Paldies, priekšsēdētāji. Kopš eh, kopējās e, rezolūcijas sagatavošanas Pierska Lē, Ronaldo Rodrīgas, Konfalo Domingas, Leonardo Muņas un citas personas ir aizturēti Venecuēlā. Tie visi ir žurnālisti, kur strādāja diviem Eiropas eh, saziņas līdzekļiem, un viņi ir aizturēti savu darba dēļ. Eh, Spānijas eh, preses aģentūra EFE ziņo, ka viņi atrodas slepeno dienestu uh, ieslodzījuma vietās. Mēs aizstāvēsim to nostāju, ko mēs aizstāvam parlamentā. Mēs visi atbalstam vārda brīvību, visi atbalstam to, ka lai uh, plašsaziņas līdzekļi varētu mūs informēt brīvi, jo eh, informācijas brīvība ir demokrātijas dzīvība. Tāpēc, saskaņā ar pārējiem autoriem, aicinām pievienot jaunu punktu pēc ceturtā punkts 4b, kur būtu tikt norādīts nosoda žurnālistu aizturēšanu par viņu stāvokļa atspūgļošanu Venecuēlā un pieprasa viņu nekavējošu atbrīvošanu. Pa, atbrīvošanu. Paldies! Vai ir deputāti, kuri ir pret šo mutisko grozījumu? Se si oppongono si devono alzare almeno 40 deputati. Tādā, ja tāda ir, lūdzu piecelties vismaz 40. Ja nē, tādā gadījumā lieku uz balsojumu grozījumu. Kurš ir par? Pret. Atturas. Grozījums tiek pieņemts. Tālāk. Trešais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Piektais par pret atturas noraidīts. G apsvērums eh, par pret atturas. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Un tagad rezolācija kopumā personāls balsojums. Sākam balsot! Avete votato tutti? La votazione. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. La risoluzione è approvata. Rezolūcija tiek pieņemta. Es un placer anunciar que el Parlamento Ir patiesi prieks ziņot, ka mm, Eiropas parlaments atzīt Juanu Guaido kā Venecuēlas pagaidu prezidentu. Eiropas parlaments ir pirmā Eiropas institūcija, kur to dara, un mēs aicinām dalībvalsts un augsto pārstāvi rīkoties tāpat maksimāli drīz, lai varētu sagatavot spēcīgu un vienotu nostāju. Thank you.

Pēc Venecuēlas ir vēl viena valsts, kura pārkāp cilvēktiesības, kurā nav demokrātijas, kurā eh, tiek, notiek vēršanās pret disudentiem, kuri tiek sacirsti gabalos, tā ir Saudārābija. Un All, there. There... Bet Saudārābija ir nafta ir jāmaina režīms. Jā, nu pas... Ļoti labi. Saka priekšsēdētāji, jūsu komentārs tiek reģistrēts un pārējām pie balsojuma. Mihela Riemonda ziņojums. Otrais paragrāfs. Pirmā daļa. Personāls balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa - personāls balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas. Pārbaudām. Sākam, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk, ceturtais paragrāfs, sākoties teksts, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas noraidīts, Piektais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 28. paragrāfs eh, divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts personāls balsojums, devītais grozījums. Sākam balsot! Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums par pret atturas noraidīts. Septītais par pret atturas noraidīts. 40. paragrafs divās daļās pirmā daļa. Personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Otrā daļa personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. paragrāfs, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Astotais grozījums par, pret, atturas atturas noraidīts. Pirmais grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 76. paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas. Pieņemts otrā daļa par pret atturas. Noraidīts. 78. paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. 82. paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa par pret pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. Personāls balsojums otriem grozījumam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad rezolūcija kopumā personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Neņem. Mm. Pieņemts. Un tagad pēc brīža pāriem pie balsu skaidrojumiem. Mm-hmm. <laughs> Kolēģi, un tagad mēs pāriem pie balsu skaidrojumu pēc brīža, un tāpēc es lūdzu visus, e, ja dodaties uz citu vietu, tad darīt to veikli, lai dotu iespēju mums sākt baltu skaidrojumu. Korbet kungs, par kuru vairāk no jums iespējams gribēt izteikties, tāpēc atbrīvojiet ejas lūdzu raiti un gatavojas jau Kastaldo kungs savam balss skaidrojumam. Monsieur Calçado, ne partez pas, vous allez prendre la parole. Castaldo kungs neiet prom, jums tūlīt būs jāuzstājas. Tant pis. Non Ok, il veut pas. Très bien, nous allons passer aux explications de vote euh, sur le rapport. Mēs pārējām pie balss skaidrojumiem kor, par korbīt ziņojumu, ka stādokungs neizsakās, un tāpēc es dodu vārdu Golniškungam. Vai Golniškungs ir klāts? Kastaldokungs, vai jūs tomēr izteiksieties? Golniškungs, kas taudokungs ir atgriezies zālē, mirkli pacietības, kas taudokungs atvainojiet, priekšsēdētāji. Esmu ļoti gandarīts par to, ka veselais saprāts ir uzvarējis šajā zālē. Korbeta ziņojumā ir atsevišķi labi pasākumi, kas ir iekļauti, bet E, to apgrūtina divi navīgi riski. Pirmais no tiem ir caurskatāmības problēma, un tāpēc bija mēs redzam, ka tomēr e, slepenais balsojums e, diemžēl veicināja to grozījumu pieņemšanu, kur mēs atbalstījām, Un bez tam arī bija labi zināmais jautājums par vairākumu, kas lemj uh, tu, bet nebija absolūtā vairākuma zālē, un tāpēc ļoti labi, ka plurālisms uzvarēja cīņā Eh, pret tiem, kuri vēlējas, vēlējās piešķirt eh, varu mm, saviņai personu. Goldniškungs, paldies priekšsēdētāji, nu jau 30 gadus es sekoju ka minoritāšu tiesības pat tiek grautas parlamentā, ko, parlamentā kurš ir aizvien autoritatīvāks un politiski pareizs institūcijā, kur tiek runāts tikai par minoritātēm, par tiesiskumu ievērošanu, par brīv, brīvību garantiju, bet kas ļoti nedaudz to praktizē iekšējā lietošanā. Korbet ziņojums ir um, deputātu infantilizācija. Yeah baltā vīrieša vainošanu. Turpmāk nāksies apmeklēt eh, stāžus, lai mācītos to, ka eh, seksuāla aizskaršana ir ļoti eh, slikta. Parakstīt deklarāciju šajā sakarā deputāti vairs nevarēs tikties ar saviem partneriem bez tā nekavējošas publiskošanas caurskatāmības vārdā. Man ir Eh, vēlēšanās kliedz caurskatāmība, kādi noziegumi tiek eh, veikti tavā vārdā. Šis parlaments kļūst par sākumu skolu, es labprāt to atstāšu. Palmerkungs, vienu minūti. Jā, paldies. Es atzinīgi vērtēju šo ziņojumu, kuru sagatavoja mans kolēģis Ričards Korbets. Es atzinīgi vērtēju visus ieteikumus, tīpaši attiecībā uz deputātu rīcības kodeksu. Īpaši vēlos izcelt ieteikumu par parlamentāriem jautājumiem, ka uz tiem ir jāatbild sešu nedēļu laikā. Es uzdevu komisijai jautājumu par jautājumiem. Pagājuši gadu tikai 32% no komisijai uzdotiem jautājumiem tika atbildēti minētajās sešās nedēļās. Es nezinu, vai komisijas eh, locekļi gājuši skolā, bet 32% nav pārāk eh, pieņemama atzīme. Līdz ar to komisijai būs jādara vairāk un labāk. Tad, kad šie jautājumi tiek apspriesti starp Eiropas Savienības iestādēm, parlamentam ir jāpieņem stingra nostāja. Uh, Rakstiskie jautājumi ļauj komisiju saukt pie atbildības, noskaidrot informāciju. Tas ir nepieciešams mūsu darbam. 32% pagājušajā gadā nav labs rezultāts. Sešu nedēļu limits ir svarīgs. Viena minūte saskona Bilbao Barandika. Paldies priekšsēdētāji, esmu gandarīta par rezultātu, jo es biju pret ierobežojumu Eh, parlamentāro grupu veidošanai, jo, manuprāt, tehniski tas bija slikti sagatavots un politiski tā bija brīvību uh, iero, un tiesību ierobežošana. Tehniski tas nav slikts priekšlikums, Eh, eh, slikts priekšlikums un arī jautājums, eh, kas skar grupu ideoloģiju un kors, viengabalainību, netika pakļaut analīzai. Atgādinu arī to, ka atsevišķas grupas, kuras darbojas parlamentā saskaņā ar šiem notiekumiem, tiktu atlaistas. Un es gribētu skaidrojumu standartam, kas eh, pamato šo arbitrārismu. Esmu demokrāti, atbalstu tiesības. Tad, kad arbitrārisms tiek izmantot eh, un tiek izmantoti neskaidri iedzieni, tad to var vienmēr izmantot pret demokrātiju. Marijas kungs. Paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt, es vēlētos, lai protokolā tiktu ierakstīts, ka Selimoviča ziņojuma balsojuma laikā man iekārt nedarbojās un es balsoju pret. Bet tagad par šo ziņojumu. Lielo politisko grupu mēģinājums ir izgāzies, tās vēlējās uzspiest savu gribu un lemt par to, kādos eh, apstākļos un ar kādiem nosacījumiem tiek veikts veidotas politiskās grupas. To nevar definēt plenārsēde, to jau es sacīju vakar. Ir eh, jāparedz labojumi un grozījumi reglamentā, it īpaši attiecā, attiecībā uz jautājumu iesniegšanu. Uh, Eh, birojam, un birojs kontrolē, vai šie jautājumi pamatot, nerad tos noraida, tas ir neakceptējami, un eh, šāda praksa ir jāpārtrauc. Nākošais runātājs, deputāts Vērrīģe, paldies priekšsēdātāji, es nobalsoju pār grozi, grozījumiem, jo Uzskatu, ka parlamenta pienākums ir izsināt uh, eh, pilsoņu problēmas, rūpēties par Eiropas nākotni, respektēt individu brīvību un aizstāvēt demokrātiju. Ir nepieciešama lielāka caurskatāmība par informāciju attiecībā uz Eiropas deputātu aktivitātēm, par viņu kontaktiem ar pilsonisko sabiedrību. Nedrīkstam aizmirst to, ka. Um, šeit tiek pārstāvēt daži viedokļi un ir jāpana, jānodrošina tas, ka mēs aizstāvam tos eh, aspektus un tos jautājumus un tos vēlētājus, kuri mūs ir ievēlējuši. Šo iemeslu pēc uh, ir jāizstāv, jāatbalsta Eiropa. Kelly, kungs. Es at ar prieku atbalstīju grozījumus, ko sagatavoja Korbetkungs, neskatoties to, ka bija aizklāta balsojuma par diviem grozījumiem, vēlos skaidri norādīt. Es balsoju par obligātu galveno amatpersonu lielāku caurskatāmību. Es nepārtraukti publiskoju sociālajos mēdījos visas sanāksmes, eh, kas man ir uh, Mums ir jāatbalsta caurskatāmība un atskaita atbildība Eiropas Savienības iestādēs. Tas veido lielāku uzticēšanos ar mūsu vēlētājiem. Vēlos arī norādīt, ka es nepiekrītu tam, ka tika organizēts aizklāts balsojums. Parlamentam tā nebūtu jāstrādā. Es vēlējos, lai man vēlētāji to zina, ka esmu pret. Kas attiecas uz obligāto apmācību? Uh, saistībā ar um, uzmākšanas nepieļaušanu es esmu šādu apmācību jau izgājis. Votre micro. Voilà. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, доклад... Джамбац Кунгс. Paldies, priekšsēdētāji. Korbet kunga ziņojums ir pretrunīgs tajā tiek eh, ierobežotas demokrātiskās tiesības. No mums tiek prasītas deklarācijas, kur mums ir jānorāda, pie kuras politiskās partijas mēs piedaram. Tas, manuprāt, ir pretēji parlamenta noteikumiem. Mēs balsojām pret to, ka parlaments var izlemt, vai pastāv politiskā piedarība, ja eh, tad, kad tiek izveidota politiskā grupa parlamentā. Labi, ka to varēja noraidīt. Lielās politiskās grupas baidās un cenšas rīkoties pretēji citām politiskajām grupām. Thank you, Madam President, dear colleagues. Mamīkina kungs, paldies priekšsarētāji, kolēģi. Es piekrītu, ka ir nepieciešama lielāka caurskatāmība lēmumu pieņemšanas procesā. Tomēr nevaru piekrist eh, politiskās piedarības koncepcijai, veidojot politiskās grupas Eiropas parlamentā. Mums nav konkrēti kriteriji un parametri šādiem eh, lēmumiem. Tam nav arī juridiska spēka. Kā mēs redzam no balsošanas rezultātiem, eh, viena grupa var balsot atšķirīgi vienā jautājumā. Un iedzīvotāji paļaujas uz to, ka viņu pārstāvi aizstāvēs viņu intereses. Un mēs nevaram teikt, ka mēs eh, esam ierobežoti ar to, ka stingri piedaram pie vienas politiskās grupas. Eiropas parlamentam ir jābūt arī turpmāk eh, absolūti demokrātiskai iestādēji, tāpēc jāļauj brīvi veidot eh, politiskās grupas, tāpēc es atturējos. Paldies, tālāk Hanankungs. Paldies, priekšsēdētāji debates koncentrējas uz plāniem, kā apgrūtināt darbu mazajām grupām grupām, kas eh, cenšas eh, pārtraukt lielo grupu dominanci. Uz, izskatās, ka jau kādu laiku mani kolēģi strādā pie šī jautājuma. Neskatoties uz visu runāšanu par iecietību, ir liela neiecietība pret tiem, kas cenšas apstrīdēt eh, tālāko Eiropas integrāciju. Vēlos pievērst uzmanību 14. grozījumu, kur tiek svītrot šāda rindiņa. Šī noteikuma uh, svītrošana nedrīkst ietekmēt parlamenta diskusiju dzīvīgumu un ierobežot vārdu brīvību. Cerams, ka parlaments ir gatavs to uzturēt arī Eiropā kopumā. Galu galā mums eh, runa par parlamentu, un eh, mēs eh, zinām no šī vārda izcelsmes, ka tā ir vieta, kur paredzēts brīvi izteikties. Sošņers e, kungs. Grozījums e, par to, ka lielajās, e, lielās grupas varēs kontrolēt mazās grupas, tika noraidīts. Balsojums parādīja, ka no 700 cilvēkiem šeit Tepat jāsaka, nav jābūt parlamentā, lai redzētu lai varētu saskatīt draudz demokrātiju. Šeit ir neofašisti un kas tik vēl nevien. Vārda brīvība kārtīgi reiz tiek ierobežot šeit. Sevi nav jāizstāv elektorātu priekšā. Šeit ir iekšējie kontrolas mehānismi cīņai pret eh, caurskatāmību caurskatāmība pati var kalpot kā apspiešanas līdzeklis, un tas ir absolūti nepieņemami. Tā vienmēr vēsturē bijis, ka vairākums cenšas kontrolēt mazākumu. Cenšoties eh, pazemot savus eh, politiskos pretinieks. Ir naida runa, un tad jau dzimuma līdztiesība arī ir naida runa pret vīriešiem. La parole est à monsieur Polčak. Polčak kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es balsoju par šo ziņojumu. Vēlos paskaidrot, kāpēc es to darīju. Īpaši vēlos reaģēt uz Sošņērs eh, kunga sacīto par naida runu. Es balsoju pret grozījumu, kas eh, pieprasīja lielāku cieņu pret eh, parlamentu deputātiem, tad, kad viņi uzstājas parlamentā. Tas nenozīmē, ka es atbalstu Naidu runu. Es uh, varbūt nepiekrītu Eiropas Savienības tiesas spriedumam šajā jautājumā. Es zinu, ka Sošņevs kungs aizstājas Korvin Mikkes kungu. Mēs esam eh, tik daudz apvainojums dzirdēju šeit parlamentā no Korvina Mikskunga, ka mums ir jāņem vērā Eiropas Savienības tiesas spriedums, un tāpēc es neatbalstīšu šo grozījumu, es neiedzināšos tālākās detaļās, bet es uzskatu, ka mums šeit diskusijās ir jāizturas pieklājīgi. Es atbalstīju lielāko daļu no grozījumiem, un jābūt stingriem arī attiecībā uz lobēšanu. Hovard kungs. Priekšsēdētāji, es atzinīgi vērtēju priekšlikumus šajā ziņojumā, kā labi domātus priekšlikumus, it īpaši eh, saistībā ar tikšanās ar eh, lobētājiem. Man baila, ka tas izrādīsies neefektīvi. Vēl es baidos, ka tas izrādīsies arī eh, tādi noteikumi, kas e, šo informāciju izmantos e, publiskā telpā, lai sagrozītu to, ko deputāti dara. Es piekrītu Palmerkungu sacītējiem, ka ir nepieciešams e, saņemt ātrāk atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Kas saistās ar politiskajām grupām? Mēs zinām, ka grupas kā UKIP ir uh, ļaunprātīgi izmantojuši eh, parlamentu noteikums, bet man bail, ka arī šeit ar noteikumiem netiks radīts eh, tas iznākums, kas ir vēlams. Par aizklātiem eh, balsojumiem, nu, tas ir vienkārši absurdi, es tos atbalstu. Paldies! Tālāk balsojumu skaidrojumu arī nesku ziņojumā. Pirmā būs Šoidrovs kundze. Merci, madame prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Runāju par šo balsojumu. Te faktiski nav, Eiropas Savienības finanšu interesē nav kāda tukša frāze. Mūsu mērķis, mūsu uzdevums ir efektīvi uzraudzīt eh, to, kā tiek izmantot Eiropas eh, līdzakļi, lai mēs varētu uzlabot eh, pilsoņu uzticēšanos. Čehijas Republikā ir aizdomas par to, ka līdzekļi izmantoti neliederīgi un aizdomu ķēdīt ved līdz pat augstākiem politiskiem līmeņiem Čehijā. Tādēļ es atbalstu šo te cīņu, kas ir jāturpina. Un es redzu, ka kopumā ir eh, uzlabojumi un um, krāpšanās gadījumu skaits eh, pastāvīgi samazinās. Paldies! Paldies, eh, Damato kundze, divas minūtes. Grazie, prezidente. Il report annuale sulla protezione degli interessi. Paldies, priekšsēdētāji, gadējais ziņojums par savienības finanšu interešu aizstāvēšanu un cīņu par krāpniecību izceļ to, kādu milzīgu kaitējumu ir nodarījušas lielās uh, lobbyistu grupas. Uh, jāsaka, ka tas līdzinās uh, korupcijai. Nu, un ir joprojām bažas par kontu, cik labi mēs varam izkontrolēt finanšu instrumentu piemērošanu un tāpat, kur reāli atrodas labumu guvēji. Cīņa ar PVN piecīšanu izmaksā miljoniem eiro gadā. 17. gadā ir eh, diezgan, vērojam diezgan bīstama tendence krāpšanās lauksainicības jomā. Un, eh, tur eh, par diezgan ievērojumu procentu ir pieaudzis šo te neregulātāšu skaits. Bet ziņojumā tiek uzsvērts, ka patiesībā citās jomās viss ir kārtībā, bet tiešām tas tā ir. Dažās valstīs uh, ir lielāks problēmas nekā citās. Varbūt tādēļ, ka tās nepatīk pārbauda savus izdevumus. Un uh, dažas valsts izskatās, ka iesūta nepilnīgus datus. Un, ņemot vērā šos trūkumus, kā komisija var uzsvērt, ka nav nepieciešams uh, publicēt uh, visu nepieciešamo informāciju, kas skaitās ar korupciju. Uh, ja tiešām vēlamies efektīvi cīnīties pret korupciju un krāpšanos un um, sargāt Eiropas Savienības pilsoņu intereses, tad ir jāuzlabo inspekciju un pārbaušu kvalitāte. Komisija jānosaka vienoti, strikti kriteriji, kas um, vienoti tiek piemērot visās dalību valstīs. Tāpat nepieciešami prevencijas pasākumi, tiem jābūt izšķirošiem un harmonizētiem visā Eiropas Savienībā. Ir jāpanāk, lai arī sabiedrībai būtu pieeja attiecīgiem datiem. Un um, tas, uh, to pauda manā grupā, un es balsoju par. Paldies, nākamais Marijas kungs. Η καταπολέμηση της απάτης που υπάρχει σε σχέση με τη... Paldies, priekšstādētāji, cīņa pret krāpšanos um, saistībā ar um, PVN. Iekasēšana Eiropas Savienībā ir uh, jāintensificē. Tas jau ir nevienreiz vien uzsveic un uh, Mēs zinām, eh, ka Grieķijā, piemēram, mēs saņemam milzīgi līdzekļi bēgļu aizsargāšanai, bet eh, mēs zinām, ka bēgļi ziemā salst. Nu, tas liecina par to, ka trūkst pierādījumu. Te mm, Olaf aktīvāk jāstrādā. Tāpat eh, krāpšanās gadījumi lauksaimniecībā. Tas, kas tur notiek, parasti ir tā, ka ārvalstu līdzekļu, tad, tad produkti tiek nopirkti ārvalstīs un tad tiek tā teikt grieķitizēti. Piemēram, milks, kas nāk no, piens, kas nāk no Albānijas vai gaļa, kas nāk no Kosovas, tiek pārdot kā grieķu produkti. Pret to ir jācīnās. Nedrīkst pieļaut, ka tas turpinās. Paldies. Tālāk Žojevska kungs. Paldies priekšsādātāji. Darba kārtībā iekļaujot jaunas jautājumus, mums tiemžēl pietrūkst iespēju uh, reāli debatēt. Um, es atsaucos uz pašu darba kārtību un faktiski par to, kas tiks atsīts par reglamentu. Te es izteikšos īsi par šo tēmu ziņojumu par sabiedrības finanšu interesu aizsardzību. Pirmkārt, viens ir pesimistisks, otrs uh, optimistisks uh, komentārs sākšu ar slikto. Man esmu pesimistiski noskaņots attiecībā uz to, ka, lūk, kā grābšanās gadījums, kad soda krītīs 17. gadā. Nu, uh, salīdzinām ar 16. gadu. Vismaz 2,8 miljārdi eiro, it kā mazāk it kā esot šī summa. Īstam netic, bet eh, saistības salīdzinām ar 16. gadu savukārt pusmiljards eiro, gan arī 20% no, no tātad eh, efektīvā cīņa pret eh, dažādām nebūšanām. Paldies! Tālāk Džembaska kungs. Jā, paldies, priekšstādātāji, dāmas un kungi. Es balsoju pret šo ziņojumu. Es domāju, ka dalību valstu suverenitāte ir ārkārtīgi svarīga un eh, tā ir jāsaglabā. Ziņojumā ir sacīts, ka 17. gadā izskatītie pārkāpumi apliecina, ka 10213 eh, pārkāpumi ir bijuši, kas ir mazāks eh, skaitlis nekā iepriekšējā gadā. Un ziņā ir daudz eh, citu skaitļu, kas liecina par to, ka tomēr cīņa pret korupciju ir jāuzlabo. Tas ir leģitīms mērķis, to es atbalstu. Vienlāk šajā ziņojumā ir arī tāda nedaudz pretrunīga informācija, pretrunīgi aspekti, proti lietas, kas eh, pārkāpa eh, suverenitāti. Mamikina kungs. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Lisabonas līgums paredz to, ka dalību valstīm jācīnās pret krāpšanos, kas ietekmē savienības finanšu intereses. Eh, Tik, tāpat kā tās cīnītos pret, par savām interesēm. Diemžēl korupcija dalību valstīs nepazīst robežu. Tā plus pār robežām uz citām valstīm, līdz ar to mēs zaudējam pilsoņu uzticēšanos valsts pārvaldēju un savienības institūcijām. Es eh, vēlos, lai visas mūsu izmeklēšanas iestādes iepazītos ar šo ziņojumu rīt, tā vietā, lai lasītu par to avīzēs. Skaļi tiešām ir satraucoši 50 eh, miljārdu eiro. 15 miljārdu eiro ir gadu mums izmaksāja šie pārkāpumi. Olaf eh, reti pār, pabeidz izmeklēšanu par krāpšanos ar PVN, jo trūkst adekvātu instrumentu. 27 vai 28 atšķirīgas uh, sistēmas, kā cīnīties pret krāpšanos, uh, nedara mums vajadzīga viena. Paldies, uh, Hānes kungs! Paldies, uh, priekšstādētāji! Jautājums ir atcīmredzams. Eiropas Savienības finanšu intereses ir jāaizsargā. 50 uh, miljārdu deficīts kaut kā ir likts uz kārts, uh, kas radīsies budžetā tad, ja netiks panākt vienošanās par, par Brexitu, par ko mēs runājām vakar. Un tagad izskatās, ka tā arī būs, jo nav te, netiek izrādīta nekāda, nekāds elastīgums, kā rezultātā var panākt darījumu. Un vienlaiks bija pārsteigts konstatēt, ka vienlaiks Eiropas komisija sagaida, ka um, līdzekļi tiks nomaksāti, naudiņi tiks eksēti, tad ja nebūs darījumu. Lielbritānija ir gatava parakstīties uz lielāku summu nekā jebkura uh, starptautiskā tiesa to te pietiesātu. Uh, tā vārdā, lai jūs uzlabotu mūsu nākamās tirsniecības attiecības, bet, ja darījumi nebūs, nu, tad jūs jau mums vairs nevarēsiet teikt, kas, mums, ko mums būs darīt. Paldies, Polčaka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Balsoju par šo ziņojumu, jo pirmkārt um, vēlējos paust savu atbalstu tiem uzlabojumiem, kas panāk šajā jomā. Tiešām um, pārkāpumu un krāpšanās gadījumu skaits ir sarūcis, un šī tendence ir visnotaļ pozitīva. Pat ja uh, gadu no gada šeit tur ir samazinājums, cik tur ir paaugstinājumi, bet tomēr ilgtermiņa tendence ir pozitīva. Bet mums jāturpina darīt viss iespējamais, uh, un lai atrisinātu pēc iespējas vairāk pārkāpumu gadījumu, pārkāpumu lietu. Jāsaka arī, ka grozījums, kas uzsver uh, izmeklējušo žurnālistu lomu, ir ārkārtīgi svarīgs. Atcerēsimies par to, ka nesenā pagātnē Maltā un Slovākijā noslapko žurnālisti, viņi ir jāizstāv. Un ir arī zināms risks starp ekonomiskās, politiskās un mēdīju varas eh, koncentrēšanos. Un Čehijas eh, republikā tas eh, tā arī sāk notikt, un tas liecina par to, ka demokrātiskās bremzes vairs nestrādā, un saviem kaut kas jādara. Paldies tālāk pārējiem pie Federlē kunga ziņojumu skaidrojumu, tad balsam skaidrojumu, un pirmā būs Šodrovs konsults. Bez mikrofona runā runātāji. Paldies, eh, priekšstādātāji! Pārsvarā par šo ziņojumu. Pat ja tas šķiet visai tehnisks, Tomēr tas eh, sniedz reālu atbalstu Eiropas Savienības vizuālajai identitātei gan pašās laivu valstīs, gan internetā, tātad pār robežām. Mūsdienās internets, ja tās pintēt kļūst aktuāls cilvēktiesību un, eh, un personas datu kontekstā. Šiem punkts EU eh, domēnam vajadzētu būt ejamam arī Eiropas ekonomiskajā zonā. Mūsu valsts ir cieši saistīts ar EZ e valstīm, un es domāju, tas mums visiem nāks padām. Paldies tālāk, Strojevska kungs. Paldies. Pēc uh, diskusijām man palika neatbildēt vairāki jautājumi. Nu, pirmkārt, uh, cik te daudz pieņemo dom domēnu mm, vārdu vispār, un es nedomāju, ka ziņojumā par to ir pietiekama informācija. Otrkārt, um, domēnu skaits dažādās jomās turpina pieaugt. Kas tad īsti atbild par uh, šo domēnu piešķiršanu un funkcionēšanu? Bet uh, svarīgākais šajā ziņojumā, ko vēlos uzsvērt, ir uh, Lukas. Pirmkārt, ir jāatbrīvojas no novecojušām juridiskām un administratīvām normām, tās ir, ir jāaktualizē. Un um, otrkārt, mums jāpadomā, kādas ir Eiropas Savienības prioritātes tiešsaistes pasaulē. Treškārt, uh, ir nepieciešami elastīgāk noteikumi attiecībā uz domēnu vārdu reģistrāciju, un uh, ceturkārt uh, ir nepieciešams strikti nošķirt uh, starp organizācijām, kas reģistrē, un tām, kas organizē domēnu vārdus. Paldies, Kalīkums! Paldies, priekšsādātāji! Vēlos pateikties Federlē kundzei par darbu pie šī ziņojuma. Man bija tas eh, prieks balsot par to. Augšējā domēna līmeņa nosaukums šis vārds ir labi noklausīts. Tātad eh, fiksēts eh, DDL tirgus attīstās, attīstās internets. Ir svarīgi, lai juridiskais uh, pamats uh, punkts EU TDL būtu adekvāts un lai e-, regulējums nākotnē būtu arī piemērots. Pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, Te mēs runājam par um, savienības vērtību stiprināšanu, tā skaitā privāto tiesību, privātās uh, informācijas ievērošanu un multilingvālismu. Un šis aizņems dos pārliecību visiem pilsoņiem un firmām, kas ir reģistrētas Eiropas Savienībā, ka .eu augšā, augšējā līmeņa domēns ir drošs. Ir e, labi, ka um, ir iespēja atsaukt šī domēna izmantošanu, tad tiks, tiks izmantot saunprātīgi. Un komisija jāsadarbojas ar reģistru un intelektuālās intelektuālā īpašuma tiesību iestādēm. Paldies, Mamikina kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādā kolēģi. Es pozitīvi vērtēju šo ziņojumu, ko izstrādāja kolēģi Federlē un balsoju par to. Nu, pat, ja .eu domēns funkcionē labi, ir arī tiesa, ka tiešsaistes eh, vidē un tirgu notiek nepārtraukta attīstība, un mums ir jāsako tie līdzi. Tad ir juridiskais satvers, kas nosaka to, kā tiek piešķirts un regulēts šīs eh, domēnas, ir jāpieņem. Punkts EU ir daļa no mūsu tiešsaistes identitātes, un mums jābūt eh, piesardzīgiem ar to, kas tad eh, izmanto šo domēnu. Mutlingvisms, privāto datu un, un drošība, patērētāja aizsardzība un cilvēktiesība aizsardzība, visi šie principi jāievēro, pirms tiek piešķirts, piešķirts tiesības izmantot šo domēnu. Eiropas parlamentam ir jābūt iespēja kontrolēt to, kā tas notiek. Mums ir iespēja, jādod iespēja noteikt kritērijas attiecībā uz uh, reģistrēšanu. Paldies tālāk, Sošņieša kungs. Paldies uh, priekšstādātājiem. Šajā ziņojums ir piemērs tam, kā Eiropas saimnība mēģina uh, nodrošināt ideoloģisko kontroli pār visu, kas, ko vien iespējams. Bet šis punkts EU e, pie visām e, tīmekļa vietnēm, tas var izraisīt arī jautājumus par e, mūsu, viet, mūsu tiesībām. Nu, te nu izskatās, ka ja tas tā turpināsies, tad jau nu, kartupēs raistāt Eiropas Savienības tiesības. Šo domēnu varēs iepirkt jebkurš, ja nakarīgi no tā, kādas tiesības un vērtības viņš aizstāv, vai viņam tiešām rūp notlīgvālis vai nē. Varbūt, ka viss tiešām tiks pārtulkots Eiropas Savienības valodās tādā gadījumā. Varbūt, ka cilvēks nevarēs nopirkt šo domēnu vārdu. Es nezinu, bet katrā ziņā viss ir smieklīgi. Bēdīgi. Es uh, smējos par to un balsoju pret. Paldies, uh, eh, Mājērs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Šis jums nozīmē, ka, ja Eiropas Savienība Lielbritānija pametīs uh, bez darījumu, tad uh, vienas dienas laikā Lielbritānija zaudēs tiesības izmantot šo domēnu. Es to izmantoju, cits iestāsts to izmanto, bet nu izskatās, ka tas tā arī būs. Jo ar sevi grib uh, uzlikt uh, finanšu sankcijas. Uh, nu, tas var nonākt pie tā, ka iestādes būs jāslēdz un tādējādi tiks zaudēta labā griba un pieredze. Uh, gatavoties dažādiem Brexit iespējām, ar vai bez darījuma un tā tālāk, mēs tomēr, eh, mans reģions vēlēsies turpmāk sadarboties ar citiem reģioniem. Nu, tad sanāks, ka Anglijas austrumos var, var nākties slēgt kaut kādas iestādes. Mēs esam globāls eh, spēlētājs komunikāciju, ražošanas, eh, dažādu zinātņu jomā. Eh, aicinu saglabāt eh, mūsu reģionā tiesības rīkoties kā līdz šim. Pārējiem pie balsojuma skatriem par situāciju Venecuēlā. Benito Zilāga pirmais. Une minūte. Gracias, prezidentā. Paldies, priekšsēdētāji. Astoņas rezolūcijas tika sagatavotas parlamentā par stāvokli. Uh, E, Venecuēlā un neko tās nav devušas, lai atrisinātu Venecuēlas e, krīzi. Ar auto, ar pašsludināto uh, e, prezidenta godu atzīšanu jūs ap, atzīstat valsts apsvēr, apvērsumu Venecuēlā. Un š, tā vietā, lai šodien aicinātu uz dialogu un mieru, kā to darīja ANO sekre, ģenerālsekretārs Eiropas Savienība. Uh, ir izlēmusi pārveidot sevi par Trumpa kalpotāju. Un pārējot pie neapdomīgas eh, atz, atzīšanas, kas var pārveidot eh, naftu par uguniem. Venecuēlas konstitu, eh, konstitūcija paredz savus noteikumus un uh, Eh, priekšsēdētāji ir ikvienam pienākums sekot savas valsts konstitūcijai. Eiropas Savienība nedrīkst veicināt eh, karu. Nākošais runātājs eh, Paloma Lopas Bermeho. Es balsoju pret rezolūciju par stāvokli Venecuēlā, jo, diemžēl, mēs saskaramies ar Eiropas Savienību, kura pārkāpja sarkanās līnijas starptautiskajās tiesībās. Šodien kārtīgi reiz Eiropas Savienība pakļaujas Savienoto valstu diktātām ar Trumpu atpūtu Bolsonaro un citiem, kuri atbalsta militāru intervenci. Un ar cinismu tie mēģina aizstāvēt savu noz, eh, nostāju eh, apelējot pie cilvēktiesībām. Palūkojiet, kas notiek eh, citās valstīs, Marokā, Izrēlā. Jūs nebaidāties mērcēt rokas asinīs naftas dēļ. Ir jāuzlabo stāvoklis ar konstruktīvu miera dialogu, vienlaicīgi respektējot eh, starptautiskās tiesības un saskaņā ar ANO drošības padomjas norādēm. Paldies, deputāte Spīrākī. Paldies, priekšsēdētāji. Es Eiropas parlaments ir nācis klājā ar skaidru vēstījumu. Venecuēlā cilvēki ir izgājuši ielās, un tad, ja viņi nepiekrīt valdošai šķīrai, tad pret viņiem notiek represijas. Žurnālisti e, tiek aizturēti. Mēs šeit Eiropas parlamentā aizstāvam savas vērtības, un pilnīgi noteikti mums kā parlamentam ir jāpieprasa atzīt e, pagaidu prezidentu, e, pagaidu valsts Eh, vadību, kas eh, kā rezultātā valstī tiks sasauktas brīvas vēlēšanas. Lai nebūtu ne šaubu, ne svārstību, ne arī saistību ar Maduro režīmu. Visiem Venecuēlas pilsoņiem ir jāizprot, ka viņiem ir atbalsts no Eiropas Savienības. Nākošais runātājs deputātam Gusmanam. Mēs kreisie balsojām pret Venecuēlas regulāciju, kuru prezentēja Tautas partija sociāldemokrāti un liberāļi, jo tā ir rezolūcija, kura atzīst kā prezidentu valsts apvērsuma autoru Juanu Guaido. Un Eiropas Savienība, kā tā saka, eh, ir eh, pievērš eh, uzmanību cilvēktiesībām, tāpēc tā finansē spīdzināšanas centru Lībijā vai finansē nažu sienu uh, Uh, būvēšanu uz Marokas robežas. Vēl viens arguments, lai atzīst, atzītu valsts apvērsumu autoru, ir Eiropas Savienības atbalsts demokrātijai. Tāpēc Eiropas Savienība ir preferenciāls ekonomisks līgums ar tik demokrātisku režīmu kā Saudarābijas absolūtā monarhija. Parlaments vēlas atbalstīt personu, kas ir pašpasludināts uh, prezidents bez vēlēšanām, bez citiem procesiem. Eh, savukārt ar Sudānas prezidentu Eiropa ir eh, parakstījis vairākus līgumus, kur, eh, kura sakarā jau ir izdoti divi meklē, meklēšanas un apcietināšanas orderi. Eiropas Savienība pamatojas uz datiem, ka divi miljoni Vene, venecuēlieši atrodas trimdā, savukārt Izraela ir gandrīz vai Eiropas Savienības dalība valsts, un tur 5 miljoni palestīnieši atrodas tie e, trimdā. Varētu domāt, ka Venecuēlas apvērsums nav saistāms ne ar naftu, ne arī ar to, ka e, Venecuēlas valdībai e, nepieturas neoliberālajam diktātam. Paldies, nākošais runātājs Sīnas Jofarija. Paldies, priekšsēdētāji, es balsoju pār šo rezolūciju, kurai esmu viens no autoriem. Un eh, tas ir aicinājums atzīt Juanu Gaido par pagaidu prezidentēru. Venecuēlā to jau ir atzinušas. Um, Vairākas valstis savukārt eh, to nevēlas atzīt tādas valstis kā Krievija, Ķīna. Savukārt eh, Nikolā Maduro nevēlējās sasaukt vēlēšanas līdz 25. gadam. Es uzskatu, ka jaunas vēlēšanas eh, palīdzēs tikt galā ar korupciju valsti un aicinām uh, arī Frederiku Morgentīnu rīkoties. Šīs prasības nevar tikt e, ignorētas. Parlaments tāpat nevar palikt e, nenosodot nopietnos cilvēku tiesību pārkāpumus. Tāpat jāatzīmē, ka ir daudz žurnālisti aizturēti e, Venecuēlā. Paldies! Um. Sošņers kungs tālāk. Paldies! Es atturējos šajā balsojumā, jo nevēlējos balsot pret, lai neaizstāvētu komunistisku režīmu, kā to dara mūsu kreisā spārna dziļi sarkanie kolēģi. Nekas jau daudz no tā režīma nav palicis. Vēlējos atgādināt jums par situāciju Moldovā, kur valdība tika gāsta pretēji konstitucionālās eh, tiesas lēmumam, līdzīgi kā Sudānā. Tā ir absolūta liekulība. Šeit mēs runājam par eh, vārda brīvības ierobežošanu deputātiem un vēlamies uh, savas normas arī paplašināt uz uh, citām pasaules daļām, Mēs gan visu nezinām detaļās par notiekošo eh, citur pasaulē. Pirīnska kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Vajadzētu būt absolūti skaidrim tam, eh, ka vienīgais veids, kā pārvarēt pašreizējo krīzi, ir, starp, ir ar dialogu starp valdību un opozīciju. Šī rezolūcija uh, kuru tikko pieņemam, iet tieši pretējā virzienā, bloķējot šādu dialogu, pretēji tam, ko ANO ģenerālsekretārs aicināja darīt, pretēji tam, ko eh, šī rīta ziņas atklāja, ka prezidents Maduro ir gatavs dialogam. Šajā rezolūcijā ir dubultie standarti. Tiek kritizēta valdība, ka re, vēlēšanas bija vienpusējas, ka netika konsultētas citas puses organizējot tās. Uh, Un tiek eh, pilnībā atbalstīta cita absolūti vienpusēja eh, darbība no opozīcijas puses. Tā ir liela kļūda, ko izdarīja parlaments, pieņemot šādu lēmumu, kas tikai padziļinās krīzi. Hanana kungs, paldies priekšsarētāji! šīs iestādes pieeja Venecijas katastrofai ir bijusi lieliska, un e, prezidenta, e, e, parlamenta priekšsēdētāji Tajānī attieksme izcila. Tad, kad es augu Situācija Venecuēlā bija daudz pozitīvāka, viņu dzīves līmenis bija augstāks par vidējo kontinentu. Tagad mēs redzam, ka ir vairāk kā 3 miljoni iedzīvotāji ir bijuši spiesti beigt, un e, inflācija milzīga. Bet šeit klātesošie sociālisti, komunisti joprojām e, cenšas aizstāvēt diskreditēto uh, Čavas Maduro režīmu. Cik reizes mums būs e, jāiet cauri šai pieredzē, lai saprastu, ka sociālismu problēmas nav nejaušas. Stāsts ir vienmēr viens un tas pats sāk ar, sākums ir e, tautas e, balss, kas beidzas ar tirāniju. Tālāk. Nākamais ziņojums ir Reimonda kungu ziņojums. Marijas kungs pirmais. Paldies, priekšsēdētāji! Svarīgs faktors konkurētspējas politikā ir tās sauktais valsts atbalsts, kas tiek sniegts. Par to jau daudz ir runāts. Ir ļoti daudz nosacījumu, ir pieņemta arī lēmumi par sodiem šajā jomā. Piemēram, kuģu būvniecības rūpniecība Grieķijā Tur Grieķijā vajadzētu sniegt atbalstu, bet ir šobrīd aizliegts būvēt kuģus Grieķijā. Kaut arī lielākā tirdzniecības eh, flote ir tieši ar Grieķijas karogu Eiropas Savienībā. 135 miljoni eiro esot jāatmaksā atpakaļ par saņemto neatļautu atbalstu. uzņēmumiem arī nevajadzētu atdot līdzekļus atpakaļ. Grieķijas ekonomika ir krīzē. Grieķijai nepieciešams atsevišķu regulējums. Maiers kundze. Paldies, priekšsarētāji. Šajā ziņojumā pamatoti paustas bažas par atsevišķām uh, firmām, kas eh, nesamaksā nodokļus uh, atšķirīgo valstu nodokļu likumdošanas dēļ. Līdzīgi mums ir nepieciešams arī digitālo pakalpojumu nodoklis, lai Facebook un Amazon un līdzīgi uzņēmumi maksātu taisnīgo daļu eh, no nodokļiem tur, kur tiek radīta vērtība. Bet man arī norādīja, ka es eh, varētu būt arī pēdējā britu deputāte, kas Briselē plenāru sēž zālē uzstājas. Uh, Vēlos eh, izteikt atzinību lielajam eh, miera projektam. Labi, draugi, nesaka uz redzēšanos, bet tiksimies drīz. La parole est à monsieur Zdrojevska. Zdrojevska kungs tālāk, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Šoreiz igadējais ziņojums par konkurences politiku nebija tik ierasts, kā tas bieži vien ir bijis. Uh, Varbūt tāpēc, ka daudz vietas tika atvēlēts tiešām nopietniem jautājumiem. Piemēram, kārtelis e, kravas auto ražotāju vidū. Vēlos norādīt, ka vienošanās šeit parlamentā cīnīties ar tādām aizliegtām e, praksēm, kā e, vienošanās par cenām Ehm, nav bijusi pietiekama. Mums ir jābalsta konkurences politika uz vienlīdzīgu attieksmi visām nozarēm, visiem uzņēmumiem. Mums nav iespējamas vienošanās, ka liela uzņēmuma vai e, ietekmīgas personas saņem kādas privilēģijas. Kelī kungs tālāk. Es izvēlējos atturēties balsojumā par šo ziņojumu, jo daži elementi šeit ir pozitīvi. Tomēr eh, ziņojums pārsniedz savu kompetenci eh, konkurences eh, jomā. Piemēram, tiek runāts par CCCTB ieviešanu un vienbalsīgumu principu atcelšanu balsojot par nodokļu jautājumiem. Šeit ir jārunā par eh, efektīvu konkurences noteikumu īstenošanu Eiropas Savienības dalību valstīs. Komisijas centieni un komisāras eh, sadarbība ar parlamentu šajā jomā ir bijuši ļoti pozitīvi eh, ir jāaizsargā MVU un jāaizsargā viņu tiesības negodīgas komercprakses gadījumos. Un komisija tiek aicināta darīt vairāk, lai veicinātu godīgu konkurenci globālajā tirgu. Kā Eh, Tirzniecības eh, komitejas loceklis Eiropas parlamentā vēlos redzēt taisnīgāku eh, globālo tirgu, lai būtu taisnīgi noteikumi tur, kur Eiropas Savienības uzņēmumi darbojas. Ronen Lerners kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Konkurences politika, taisnīga politika ir ļoti svarīgs mērķis. Lielie uzņēmumi var izvairīties no nodokļu maksāšanas un iegūt negodīgu priekšrocību salīdzinājumā ar MVU. Izskatās, ka viņiem ir atsevišķi noteikumi. Viņi var pat izmantot eh, nelegāls, neatļauts valsts subsīdijas. Kā jau ziņojumā norādīts, izvairīšanās no nodokļu nomaksas ir ļoti slikti publiskajām finansēm, tiek apdraudēt arī iedzīvotāju uzticēšanās Eiropas Savienībai. Pat Eiropas Savienībā mums ir daudz sistēmu, kas ir sniegus priekšrocības lieliem uzņēmumiem vai bagātām personām. Dalību valstīm būtu jāatbrīvojas no šādām negodīgām praksēm. Komisārei jāsaka paldies par viņas paveikto darbu cīnoties ar negodīgu komercpraksi. Un paldies arī par sankcijām, kas ir jūs. Paldies, Lāk, Džambatska kungs. Paldies, priekšstādētie kolēģi. Atbalstīju šo ziņu, tad balsoju par to. Nav šaubu, ka daudz eh, ar uzņēmēju darbību saistītām institūcijām Eiropas Savienībā ir nepieciešams īpašs aizsardzības režīms, ir nepieciešams vienotais tirgus, kopējas normas jāpalīdz uzņēmējiem, un sevišķi tiem, kas vēlas strādāt godīgi. Es pieminēju skandalos ar mobilitātes pakotni šai sakarā, tā ir pret uh, godīgu konkurenci. Tā um, vēlas atņemt uzņēmējdarbības iespējas vieniem un tās atdot citiem. Tā kā runājot par šo uh, mobilitātes pakotni, vai kā mēs to devējam, redzējām, Makrona pakotni, mēs vēlamies um, Centrālās Eiropas uzņēmēji faktiski vēlas atņemt uzņēmējdarbības iespējas austrumu eiropiešiem. Manā valstī tas nozīmētu, ka puse miljonus vismaz emigrantu atstātu valsts, to mēs nedrīkstam pieļaut. Un vispēc jau Paučaka kungs. Es klausījos tulkojumā, tāpēc tāda pauzīte bija. Paldies, priekšstādātāji! vēlos paskaidrot, kā balsoju. Balsoju par šo ziņojumu. Un vakar uh, diskutējot par konkurences politiku, mēs uh, vienojāmies, ka mm, ir vērojami pozitīvi pavērsieni šajā nozarē, esmu iepriekšējiem periodiem. Tas ir labi. Un uh, tāpat arī pozitīvi tas, ka konkurence kopējā tirgu ir šī ziņojuma centrā. Ir jāaizsargā patērētā intereses konkurencija jābūt atklātai. Ja konkurence ir negodīga, tad par to jācīnās un par to ir jāziņo. Tas ir labi atspoguļots šajā ziņojumā. Otrkārt, mēs arī atbalstam to, ka tirgiem ir um, jāpielāgojās um, konkrētiem apstākļiem, sevišķi attiecas uz vidas aizsardzību. Ilgspējības, ilgspējības uh, aspekts mūsu tirgus dalībniekiem ilgtermiņā noteikti jāņem vērā. Tas būs, uh, šim faktoram būs iesniegt pieaugošāka nozīme. Uh, Un uh, nedrīkst nepieļaut, ka uh, dominē princips pēc mums kaut vai ūdens plūdi. Paldies, līdz ar to esam beiguši. Paldies. Šodienas sēdes protokols tiks iesniegts apstiprināšanai nākā sēdes sākumā. Un, ja komentāru nav, tad tas notiks tālāk. Lāks, tālāk. Un līdz ar to šī sesija tiek pārtraukta. Sēde beidzam. Paldies.